piemēram, ārkārtas stāvoklis sastībā ar bēgļu jautājumu, arī robežu kontrolu un Schengens nākotni, kā arī padomas un komisijas paziņojums starptautiskā neizraidīšanas principu ievērošana. Padoms un komisijas paziņojumi par Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānismu finansēšanu un padoms un komisijas paziņojumi par pieaugušo rasistu naidu un vardarbību pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā. Un tagad bez liekas kavēšanās vārds padomas pārstāvim Konderskungam. Uh, Priekšsēdus kundze, komisāra kungs, Eiropas parlamenta deputāti, paldies par iespēju arī jums šo pēcpusdienu apspriest. Manuprāt, viss aktuālāko problēmu, ar kur saskarās Eiropas Savienība, proti rast efektīvs, operatīvs, vienots atbildes un atjaunot uzticīšanos mūsu sabiedrībās, uh, attiecībā uz bēgļu krīzes risinājumu, un tas skar pasauli un arī Eiropas Savienību, protams. 2015. gadā eh, vairāk nekā 1,8 miljonu e, migranti ir ierādušies Eiropas Savienībā, un vairāk nekā 1,25 miljonu eh, politiskā patēruma lūgumu ir iesniegt. Un e, tā ir cilvēciska traģēdija, kā e, cilvēku kontrabandisti izmanto cilvēku postu šajā situācijā. E, mums ir jāsniedz atbalsts tiem, kam ir tiešām nepieciešama starptautiska aizsardzība. Un tomēr nevar noliegt, ka e, migrantu ārkārtējais skaits e, liek liels lūgus mūsu sabiedrībām, īpaši ņemot vērā, ka ir mūsu sabiedrībās daudz tādu cilvēku, kuri uzskata, ka šī situācija ir izgājusi no kontrols. Rietumbalkāna maršruts un uh, eh, maršrutu valsts un uh, eh, dienvidu, eh, austrumu un rietumu dalībvalsts ir īpaši skārus šī krīze, neviena valsts pat ar tām netiek vaļā. Galā mums ir jārīkojas vieno, tikai tā mēs varam šo krīzi atrisināt visam dalībvalstīm jāuzņem sava atbildības daļa. To esam jau sacījuši iepriekš. Un mēs zinām, ka laiks šīs krīzes atrisināšanai beidzas. Uh, drīz eh, līdz pavasarim konkrēti, jo tad eh, atkal lielākos skaitos migranti sāks plus uz Eiropu un var daudz zaudēt dzīvības jūrā vai uz ceļiem. Krīze jārisina ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Tādēļ padomu pastāvs to, ka mums ir jāturpina savu kopīgie pūliņi, lai labāk pārvaldītu šo bēgļu plūsmu un arī sojas, kas tiek spērti dalībvalstu līmenī, augstākā līmenī. Mums ir jāstiprina savas ārējās robežas, jāstrādā ar Turciju, lai Ehm, mūsu vienošanās ar viņiem tikt implementēts. Un jāgādā, lai. Karstie punkti labi strādātu. Ehm, tas ir ļoti svarīgi. Daļa no ehm, šiem migrantiem nebauda starptautiskās politiskā patvēruma tiesības. Viņi izmanto bez pamata mūsu tiesības, tādēļ arī ir viņi jānosūta apakaļ. Mums ir jāpalīdz tiem, kam ir, kas ir pelnījuši palīdzēšanu. Bet ir arī dažas pozitīvas um, iezīmes. Ir uh, divas karstie punkti jau atvērti, trešais tiek gatavots tam visā drīzumā, un reģistrācija, uh, migrantu mm, reģistrācija un pirksnospiedumu ņemšana darbojas ļoti labi šajos karstos punktos. Uh, tātad tie soļus priekš, un mēs arī drīz varētu pabeigt vēl divu uh, Eh, karsto punktu atvēršanu. Mēs uzslavējam Itālijas un Grieķijas pūliņus, eh, bet šiem pūliņiem ir jāturpinās nerimstot. Ne tikai šajās valstīs, bet arī visās citās dalībvalstīs, kurām ir arī atbalsts šīs valsts, ātri un pozitīvi reaģējot uz eh, ES civilās aizsardzības mehānismu palīdzības lūgumiem, Frontex, EASA atbalsts, ir jāatbalsta šie, šie pūliņi arī pārvietošanas lēmumi ir jāimplementē nekavētos. Runājot par šo tēmu relokāciju, pārvietošanu, daudz dalībvalsts, iz, dažas dalībvalsts izjūt īpaši smagu spiedienu, bet tikai 400 uh, eh, migranti līdz šim ir pārvietot no vienas dalībvalsts uz citu. Uh, Eh, daudz dalībvalsts ir solījuši daudz vairāk eh, migrantu uzņemt no citām dalībvalstīm. Tas ir nepieņemami, ka dažas dalībvalsts nedara to, kas tām būtu jādara eh, šīs vienošanās ietveros. Šonedēļ prezidentūra uzsāk divpusējas konsultācijas ar visām dalībvalstīm, kas ir aizkavējušās savu pienākumu pildīšanai mm, šajā sakarā. Visbeidzot, par šo tēmu vēl gribētu sacīt, ka humanitārā situācija Rietumbalkāna maršrutā ir joprojām ļoti kritiska. Temperatūras ir kritušās un dzīvības netrīkt, vēl vairāk dzīvības nedrīkst tikt zaudēts. Ir jānodrošina ziemas apstākļiem piemērot cilvēku uzņemšanu, īpaši ņemot vērā arī kontroļu pastiprināšanu pie vairākām robežām un uh, tās ir arī slēgtas daļai vai pilnīgi eh, migrantiem, kas vēlas eh, migrēt ziemeļvirzienā. Mums ir jānovērš humanitāras katastrofas. Prezidentūra ir apņemības pilna īstenot visus vajadzīgos pasākums, lai uh, nodrošinātu Schengens ārējo robežu kontroli. Prezidentūra īpaši uzsver, ka ir migrācija efektīvi jāpārvalda un jānogā, jāgādā par to, ka es ārējo robežu aizsardzība ir nodrošināta. Komisijas nesenā robežu pakešu priekšlikumu eh, ir, ir prasīts to pārskatīt un eh, padomu to ir prasījusi eh, īpaši Eiropas robežu Uh, jūras robeža apsardze uh, un arī brīvās pārvietošanās brīvība jautājums pie uh, iekšējām robežām. Ir daudz dalību valsts, kas prasa, ka ir jāpaātrina birokrātiskās procedūras un mēs, kā prezidentūra, esam vēsuši savu skatu uz rezultātu sasnieguši Es iekšējot ministri neformālā sanāksmē Amsterdamā pagājušajā nedēļā eh, šos jautājumus apspriedu un padomu atgrieziesies pie šiem jautājumiem četrās nākamās sanāksmēs 25. Eh, eh, februārī 10. 11. martā. Padoma ar parlamentu cieši sadarbosies šajos jautājumos, jo tā ir pārliecināta, ka šiem ierosinājumiem jānoved pie um, konkrētiem rezultātiem pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā esošo krīzi. Runājot par Schengen, migrācijas plūsmu pēdējo mēnešu gaitā ir vairākas eh, dalību valsts eh, pārliecinājis, ka ir jāatjauno robežu kontrols. Vācija, Austrija, Dānija, Francija, Zviedrija. Un tas saskan ar eh, Schengens nolīgumu, ja ir nopietnas apdraudējums iekšējai drošībai, bet tie ir pagaidu pasākumi. Migrācijas spiediens nav samazinājis, un prezidentūra uzskata, ka Schengens eh, zona bez iekšējām robežām ir tikai uztveram, ja ārējās robežas tiek efektīvi kontrolētas. Tādēļ ir arī vairāk pasākumi. Um, pagājušā gada decembrī um, pieņemt no Eiropas padomas puses. Prezidentūra ir apņemis pilnu Schengen sistēmu saglabāt. Tā ir Eiropas projekta uh, kodolā uh, un viens no lielākiem Eiropas integrācijas sasniegumiem, dāmas un kungi. Norfulmo princips ir, um, tātad ne nosūtīšanas apakaļ ir viens no starptautiskās tiesības pamatprincipiem, un tas ir jāpliecina no jauna. Jāatsauc arī uz 34. Ženēvas konvencijas 2000, 1951. gada 28. jūlija um, pāntu neviena valsts nedrīkst um, bēgli nosūtīt apakā uz teritoriju, kur viņa dzīve varētu būt apdraudēta rasas, eh, reliģijas, tautības, politisko uzskatu dēļ. Šis princips tika pilnībā integrēts Eiropas Savienības akī. Uh, Atgādināšu, ka Eiropas pamatiesība hārta garantē politiskā patvēruma tiesības 18. pantā, nenosūtīšanas apakaļ arī uh, eh, 19. panta otrā punktā. 78. pants Eiropas savienības uh, darbības līgumā eh, arī uh, paredz vienot Eiropas patvēruma sistēmas izveidu, uh, kas saskanētu ar Ženēvas sistēmu un atpakaļ nenosūtīšanu. Um, Tātad tas viss ir vairāk kārt apstiprināts, un tādēļ Eiropas Savienības dalībvalstīm ir e, politiskā patvērumā kī jāievēro, un arī šis atpakaļ nenosūtīšanas princips, tas saskan ar mūsu starptautiskiem pienākumiem. E, Kas attiec uz drošas izcelsmes valsts definīciju, eh, to var tikai piemērot tādām valstīm, eh, kurās eh, varas iestādes baudīs um, attiecīgo drošību. Šim principam vajadzētu vadīt mūs pārbaudot uh, un vedot sarunas par um, ehm, ES uh, sārakstu, par uh, drošo tātad izcelsmes valsts sārakstu. Bēgļu tiesības un personu, kas baudas eh, starptautisko aizsardzību, ir jāīsteno pie ES ārējām un iekšējām robežām. Un pēdējais, ko es gribu teikt, efektīva atgriešanas politika ir arī svarīgs um, aspekts līdzsvarotā politiskā patvēruma politikā. Padoma ir to atzinusi un arī atzinusi, ka e, tas ir jānodrošina ļoti steidzam visās dalībvalstīs saskanībā ar Eiropas Savienības akī prezidentūra. Ļoti proaktīvi rīkoties, ļoti konkrēti, ļoti operatīvi, lai šo jautājumu virzītu pilnībā respektējot uh, attiecīgo personu cilvēku cieņu un cilvēku tiesības, kā arī apakaine nosūtīšanu uz nedrošām valstīm. Uh, mēs sāksim jaunu komisijas priešlikumu izskatīšanu visai drīz, kā piemēram Dublins regulas pārskatīšanu, kur gaidam drīz no komisijas. Mēs uzskatām, ka šādiem priekšlikumiem vienmēr ir jāņem vērā mūsu politiskā patvēruma principiem, kā piemēram nenosūtīšana atpakaļ uz nedrošām valstīm, kā arī e, tam, ka mūsu politiskā patvēruma sistēma jākļūst efektīvākam. Visas dalībvalstis um, e, ir tās pašas tiesības, e, e, tie paši principi un tās ir gatavs uzņemt e, bēgļus saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Tas mums vienmēr jāuzsver runājot par mūsu Eiropas vērtībām. Padomu uzsver īpaši arī nepieciešamību es pamatiesības ievērot visos posmos no e, politiskā patvēruma meklētāja ierašanās Eiropā e, līdz pat to personu, kurām nav tiesības šeit palikt atgriešanai izcelsmes valstīs. Vienmēr pamatiesības ir jāievēro. Migrantu pamatiesības un uh, e, arī aiz, aizsardzība no rasismu un citiem naida nozīmēm ir ļoti svarīga mums. Mēs nosodam uh, eh, vārdarbības un naida izpausmas pret bēgļiem un citiem migrantiem. Tomēr mazas individu grupas ir atbildīgas par šiem uzbrukumiem. Viņi nepārstāv Eiropas vērtības vai Eiropas iedzīvotāju vairākumu viedokli. Taču ir jāsaprot, ka uh, migrantu skaitu milzīgais pieaugums uh, rada liels dzīves bažas daudzos Eiropas iedzīvotājos, bet vadabība nekad nav atbilde, pareizā atbilde. Tādēļ padome decembrī ir arī apņēmusies uh, pastiprināt cīņu pret uh, eh, naidu noziegumiem, īpaši, kas vērsti pret migrantiem, un ir jās uh, jāuzlabo arī sadarbība ar eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām šajā sakarā un jāsniedz atbalsts upuriem. Šeit ir eh, nepieciešama steidzama rīcība, bet jāsniedz arī atbalsts migrantiem, jo viņiem pašiem būs grūtāk atrast, eh, kur griezties, ja pret viņiem ir vērsta naida nozieguma. Tas ir Nīderlandes prioritātes uzmanības lokā. Šodien arī organizējām konferences kopā ar Eiropas padomu par pamatiesībām, integrāciju Tas arī būs eh, padoms igadējās eh, pamatiesību debates eh, fokusa un šeit ir pienākumi visām pusēm - politiskā patvēruma meklētājiem, migrantiem, mūsu uh, pamatiedzīvotājiem. Tas, tā ir stress pārbauda šajā brīdī mums, jo sabiedrībās ir liels bažas šajos jautājumos. Visbeidzot, padomu oktobrī secināja, ka viena no prioritārām rīcībām attiecībā uz migrācijas krīzi būtu gādāt, lai eh, visā migrācijas patvērumu ķēdē bērnu tiesības tiktu aizsargāts vienmēr. Un kopā ar jums gribētu paust savus bažas par ziņumiem Eiropola ziņojumi, ka vismaz 10 tūkstoši bērni ir pazuduši pēc e, ierašanās Eiropā, un daudz no viņiem varētu būt krituši organizētās noziedzības sindikāta rokās. Tas ir kauns, un mums vajadzētu būt šokētiem un kaut ko darīt šajā sakarā. Tas, šie fakti ir jāizmeklē vēl. Uh, E, rūpīgāk, lai mēs tos varētu pārbaudīt. Padomē, tas vēl nav pārbaudīts, bet ja tā ir taisnība, tad šī doma ir tiešām šokējoša mums visiem. Bērni, kas e, nav vecāki pieaugušo pavadībā, ir viena no visvieglāk e, neaizsargātām grupām. Tādēļ dalību valstīm ir jāsadarbojas, lai bērni nekristu noziedznieku rokās. Visbeidzot, viens vārds par bēgļu atbalstu Turcijai un tās finansējumu 2015. gada oktobrī, novembrī Eiropas līderi vienojās 3 miljārdus papildu atbalstu sniegt, eh, lai sīriešu uh, uzņemšanu atbalstītu Turcijā. Komisija novembra beigās uh, pieņem lēmumu izveidot instrumentu, uh, bēgļu instruments Turcijai, Eh, lai sniegtu atbalstu šai valstī, un šim instrumentam būs nepieciešams 2016.17. Eh, gadā 3 miljārda finansējums. ES eh, budžets visai ārējai darbībai ir ap 9 miljārdiem. Tādēļ šīs programmas finansējums būs ļoti grūti sārūpējams dalībvalstis, kas ir apņēmušās dot savu ieguldījumu ehm, līdz divām trešdaļām no nepieciešamās summas eh, eh, mēs sekosim, kā tas notiks, un to pienesumu tiks balstī eh, apreikināt atkarībā no valsts kopprodukta. Mm, un komisija jau nāk uz klājā ar šādu, šādiem skaitļiem. Instruments būs jāpārvalda pienācīgi, un šie aspekti ir ļoti svarīgi lai gādātu, ka finanšu palīdzību, ko e RSS un tās dalībvalsts sniegs, e, tiešām nodrošinātu efektīvu atbalstu bēgļiem. Prezidentūra apņēmis pilna uh, instrumenta juridisko pusi ātri apstiprināt un vienmēr informēt parlamentu par uh, īstenošanas gaitu. Un mēs to tiešām darīsim. Vienmēr prezidentūra ar padomi un komisiju vienmēr jūs informēs, lēmi mums ir pieņemt un tagad mums ir jāgādā, lai tie tiktu piemērot praksē. Paldies, priekšsēd. Tagad vārds Avram Apulskungam komis vārdā. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie parlamenta deputāti. Sākumā vēlos pateikties jums par iespēju, ko dodat komisijai jau atkal diskutēt ar jums plenārsēdē par imigrācijas radītajiem izaicinājumiem. Jo ātrāk mēs centīsimies risināt situāciju, balstoties uz skaidriem principiem par dalītu atbildību un solidaritāti, jo labāk mē, mums kā Eiropas Savienībai veiksies. Tik ilgi, kamēr ik viens gaidīs, kamēr citi spērs pirmo soli. Un tik ilgi, kamēr daži turpinās rīkoties tā, it kā tas viss varētu pāriet, ja mēs pietiekam ilgi turēsim acis ciet, tad viss tikai kļūs vēl sliktāk. Konstanta un koordinēta Eiropas Savienības pieeja, kur tiktu īstenota steidzami, ir vienīgais veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Nākamajā nedēļā pirms februāra paredzētās Eiropadomas sanāksmes komisija nāks klajā ar paziņojumu par to, kā tiek īstenots prioritārā eh, prioritārie pasākumi Eiropas imigrācijas darba kārtības ietvaros. Mēs būsim godīgi un objektīvi runājot par nelielo progresu, ko izdevies panākt un ko mēs redzam uz vietas, un par to, kas būtu jādara turpmāko dienu un nedēļu laikā. Tas attiecas gan uz dalībvalstīm, kas uh, vistiešāk saskaras ar šo problēmu, gan arī um, uz iekšējo un ārējo politiku. Tālāk, kas attiecas uz ārpolitiku. Mums ir jācenšas pātrināt savu sadarbību ar trešajām valstīm, vēršoties pret uh, iemesliem un vēršoties pret tiem, kas uh, nodrošina cilvēku uh, nelegāla iekļūšana Eiropas Savienībā. Mums ir jāpalīdz tiem, kam ir tiesības palikt Eiropā, un jāatvair tie, kam nav šādu tiesību. Iekšējā politikā mūsu darbu saraksts ir vēl garāks. Pārvietošana, pārcelšana, karstie punkti, tāpat arī EASA un Frontex kopīgie pasākumi. Mēs arī turpmāk sniegsim ievērojumu finansiālo atbalstu dalībvalstīm, kas atrodas pie ārējām robežām. Bet uh, problēma, ko rada nelikumīgo imigrantu pieplūdums Grieķijā un Rietumbalkānu valstīs, uh, turpinās. Komisija cenšas īstenot jebkādus centienus, lai nodrošinātu Schengen zonas darbību un paralēli gatavo visu veidu iespējamās opcijas. Bet vēlos vēlreiz skaidri atgādināt. Nav runa par to, ka tās būtu Schengen zonas beigas vai arī dalībvalstu izslēgšana no tās. Šodien es izplatīju preses relīzi. Skaitļi ir satraucoši. 13 reizes vairāk cilvēku ir šķērsojuši vidusjūru 2016. gada janvārī salīdzinot ar šo pašu mēnesi iepriekšējā gadā. 368 cilvēki ir gājuši bojā tikai pirmā šā gada mēneša laikā. Pat ja ļoti daudzus izdevās izglābt mūsu kopīgās operācijās, bet ik viena zaudēta dzīvība ir viena par daudz. Eiropas humanās tradīcijas, ar kurām mums būtu jālepojas, ir jāturpina arī krīzes apstākļos. Dzīvību glābšana un neizraidīšanas princips par tiem nevar būt nekādas diskusijas. Šodien komisija pieņēma Schengens izvērtēšanas ziņojumu Grieķijā pēc tam, kad Schengens izvērtēšanas komiteja bija sagatavos pozitīvu ziņojumu. Ziņojums, kas ir uh, slepena informācija un ar kur mēs dalīsimies ar šo parlamentu saskaņā ar noteikumiem, balstās uz vizītēm, kas tika īstenots 2015. gada novembrī. Tika konstatēti nopietni trūkumi šajā ziņojumā, kas attiecas uz to, kā Grieķija pārvalda Eiropas Savienības ārējo robežu. Taču mēs ņemam vērā, ka Grieķija jau ir uzsākus centienus, lai novērst šos trūkumus. Un komisija turpinās sniegt savu atbalstu Grieķijai. Grieķija netiks atstāta viena pati, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, ko rada imigrācijas spiediens. Vienlaikus mēs cieši sadarbojamies ar Turciju, lai nodrošinātu sakārtot bēgļu eh, pieplūdumu un arī cenšamies īstenot Eiropas Savienības un Turcijas kopīgo rīcības plānu. Pavisam nesen eh, vicepriekšsēdētājs Timerman kungs eh, diskutēja ar eh, Turcijas pusi par to, kā mēs varētu vērsties pret cilvēku tirgotājiem un nelikumīgiem pārvadātājiem. Mūsu Turcijas kolēģi arī informēja mūs par to, ka ir paredzēts atvērt dažus segmentus Turcijas nodarbinātības tirgu, lai ļautu imigrantiem iesaistīties nodarbinātības tirgu. Mēs strādāsim kopā ar Turcijas iestāžu pārstāvjiem, lai pātrinātu atpakaļ nosūtīšanu un pilnībā īstenot Eiropas Savienības un Turcijas nolīgumu. Kopā ar Grieķiju mēs šobrīd domājam par to, kāds vēl atbalsts ir nepieciešams, lai uh, um, risināt problēmu, kas saistīta ar imigrantiem, kuriem nav tiesību ierasties Eiropas Savienībā. Kā jau komisārs Hānkungs to uzsvēra, Turcija īsteno ievērojams centienus, lai tiktu galā ar 2,5 miljoniem e, bēgļu, kas ir e, pieplūduši, ņemot vērā to, kādu finansiālu atbalstu mēs esam piešķīrušai valstī. Eiropas Savienība ir paredzējusi piešķirt 3 uh, miljārdus eiro 2016. un 2017. gadā humānā palīdzība, attīstības palīdzība un cita veida palīdzība bēgļu kopienai. Tālāk ir jādomā, protams, rie, par Rietumbalkānu maršrutu. Tā ir bijusi galvenā prioritāte komisijai, un mēs esam organizējuši koordinācijas tikšanās. Imigrantiem vienmēr ir jādod iespēja um, vērsties pēc starptautiskās aizsardzības, bet, ja viņi izvēlas to nedarīt, vai arī, e, ja tiek konstatēts, ka viņiem nav nepieciešama šāda atbildība, tad viņi pavisam ātri jānosūta atpakaļ uz savām uh, izcelsmes valstīm vai arī uz tranzītu valstīm. Tas ālaž tiks darīts, ievērojot neizraidīšanas principu un veicot nepieciešamo pārbaudu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Neizraidīšanas princips ir absolūti nepieciešama garantija un juridisks uh, pienākums, eh, kas gūs mums attiecībā pret katru bēgli. Taču šis princips nav nesavietojams ar mūsu centiemiem nodrošināt efektīvāku nelikumīgo imigrantu nosūtīšanu atpakaļ. Mums ir nepieciešams sistemātiski un pavisam ātri nosūtīt atpakaļ tos, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ja mēs vēlamies nodrošināt sabiedrības uzticēšanos un arī pienācīgi izmantot resursus. Bet mums ir arī jādara vairāk, lai nodrošinātu likumīgus aizsardzības kanālus tiem, kas tas nepie, tiem, kam tas nepieciešams, kā piemēram pārcelšanas iespējas. Jo vairāk mēs varēsim sniegt šādu atbalstu tiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, jo mazāk Eh, viņiem eh, būs nepieciešams izmantot nelikumīgās imigrācijas ceļus. Noslēgumā vēlos teikt eh, īsu komentāru par rasismu un ksenofobijas pieņemšanos spēkā pret bēgļiem. Tas ir galvenais satraukuma iemesls, un man tas nebija nekāds pārsteigums. Komisija pilnībā nosūda šos te masveidu seksuālos uzbrukumus sievietēm eh, ķelnē jaungada naktī. Bet pā, būtu pārāk vienkāršot secināt, ka visi imigranti un bēgļi rada uh, risku sabiedriskajai kārtībai. Tā tas nav. Tie, kas bēg no šausmām un kara, ir pelnījuši mūsu respektu vairāk nekā jebkurš cits. Tāpēc mēs strikti nosūdam visa veida tolerants trūkumu izpausmi, tā skaitā publisku kūdīšanu uz uh, rasismu un naidu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jāpastiprina savu centieni šajā jomā. Eiropas Savienība saskars ar tādu krīzi, kādu nav piedzīvot līdz šim. Vai nu mēs būsim e, stipri un nelokāmi un radīsim risinājumus saskaņā ar mūsu vērtībām, vai arī Eiropas Savienība pārvērtīsies līdz nepazīšanai. Un e, to neviens nevēlas piedzīvot. Paldies par uzmanību. Merci, Paldies, un tagad vārds runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms Vēberkungam 5 minūtes. Ciemā priekšētājs kundze. Uh, Cienījamies padomus pārstāvi, cienījamies komisāra kungs. Vismaz gribētu teikt paldies komisijai, jo likuma priekšlikumi, kas ir izstrādāti, tika ļoti ātri sagatavot no komisijas puses. Vienošanās ar Turciju pārnos pa trešajām valstīm izstrādāt kvotas, kontingentu risinājumi. Visi šie teksti ir sagatavoti un komisija ļoti labā ātrumā visu sagatavojusi. Nav nekāda problēma izstrādāt idejas. Cienījamie kolēģi, mums ir problēma ar blokādi, galvenokārt eh, ir padomē un arī šeit Eiropas parlamentā, kad runāja Igaunijas valsts prezidents, norādīja uz to, cik svarīga ir solidaritāte Eiropā, ka katram ir jānes savas loga daļa. Parlaments aplaudēja galvenokārt kreisā pus un pēc tam bija aplausa, kad viņš teica, ka mums ir jāaktivizē robežu apsardzība, mums ir jāaizsargā robeža. Tad no labējā spāna bija aplausa Tieši tā ir problēma, mums ir blokāda, un ir jāizdodas, lai mēs eh, pārvarām šo nobloķēšanos arī no pados puses. Ja Sīrijā 50 tūkstoši cilvēku Sīrijā jau ir miruši, 40 tūkstoši bērnu no viņiem šajā karā, tad eh, šis kontinents vienalga austrumi vai rietumi, zemē vai dienvidē, mums visiem jāsaka, mums ir jāpaliec. Un, kolēģi, ja kopumā 60 miljoni cilvēku šajā pasaulē ir bēgļi, 60 miljoni, tad eh, katram ir skaidrs, kā vienkārši durvju atvēršanas politika un ielūgt visus, tas arī nevar darboties. Abas puses ir jāņem vērā, un mums beigās ir jāpārvar šī nobloķēšanās, lai, un jāpārvar tas, ka mēs nevaram atrast ceļu viens pie otra. Šīs abas lietas ir jāsaprot un eh, jāapvieno. Kas ir likt uz spēles? Uz spēles ir likt daudz. Šengenas jautājums. Protams, ja Eiropa šajā jautājumā nevienosies būs eh, vairāk tādu piemēru kā Zviedrija un Dānijā, būs vairāk robežu kontrole, būs eh, norobežošanās šajā kontinentā, un tādēļ šeit tiešām runa par ārkārtīgi daudz ko. Tādēļ šis solis eh, pārvarēt blokādu, tas ir jāspēr. Kolēģis un kolēģi, ja mēs padomājam, ko mēs kādu gadu desmitos, mēs esam kādas problēmas atrisinājuši. Mūsu kontinents no konfrontācijas te paustiem rietumiem ir uh, to mēs esam pārvarējuši. Un uh, mēs esam ar eiro krīzi pārvarējuši 2% izaugsme un ar klimata samitu pareizā bijām par augstu pasaulē. Mēs varam daudz ko sasniegt, bet šie vēsturiskie salīdzinājumi, to vajadzētu apzināties, ko ir paveikuši iepriekšējais politiķu paudzes. Un tad uh, valstu valdību vadētēm samitā pēc divām nedēļām vajadzētu teikt, ka tā būs vēsturiska izgāšanās, ja pašlaik neizdosies eh, šo kopējo soli spērt Kolēģis un kolēģi, mēs kā tautas partija, mūsuprāt, ir eh, jāatbild uz šādiem jautājumiem. Pirmkārt, es jau teicu, robežu nodrošināšana, mēs to gaidām. Gaidām ir īpaši no Eiropas samita. Tādēļ, ka vajadzētu nosargāt robežas, pie tā ir pieskaitāms arī tas, ka uh, Pie robežām ir jāmāk pateikt arī nē, ja cilvēki ierodas bez vīzes vai arī bez kāda pamata. Otrkārt, mums ir jāstiprina mūsu iestādes. Ja Frontex priekšnieks saka, ka Grieķijā Frontex ierēģi, kas darbojas, nevar izmantot Schengen informācijas sistēmu, jo mēs kā likumdevēji esam noteikuši, ka Frontex eh, nedrīkst izmantot Schengenas informācijas sistēmu, tad, eh, cienījamās kolēģis un kolēģi, esam pārspīlējuši datu aizsardzību. Uh, ir ļoti skaidri jāpasaka, mums ir jāuzticas mūsu iestādēm. Dāto aizsardzība ir domāta, lai aizsargātu pilsoņus un nevis noziedzniekus. Un noslēgumā, kolēģis un kolēģi, par ķēni jānoraida katra vardarbība. Tas attiec arī uz vardarbību pret bēgļiem, bet, kolēģis un kolēģi, cilvēka šeit ir kā ciemiņi. Viņi ir viesi, viņi izmanto aizsardzības statusu, bēgot no pilsoņu kara savā valstī. Tad, eh, protams, ka ir gaidas, ka šie cilvēki uh, ļaunprātīgi neizmantos eh, savas eh, uzturēšanās tiesības un akceptēs eh, uzņemošās valsts kultūru, un tas nav par daudz prasīts. Un ja kāds to nevēlas ievērot, tad šādiem cilvēkiem ir atkal jāatstāj valsts. Tas ir tas, ko gaida no mums arī pilsoņi un ko mums vajadzēja paskaidrot arī diskusijās. Paldies! Tagad sociāls un demokrāta vārdā vārds Pitēls kungam. Paldies, priekšsādātāji! ar lielām bažām mums ir jāsaka, jāsaskata, ka Eiropā patiešām pūš tāds ļoti nepatīkams vējš. Daudz, kur parādās neofašisms. Zviedrijā, Vācijā ir arī bezatbildīgi politiķi, kas saka, ka ir jāšauj uz bēgļiem, pat uz bērniem. Tas viss mums uh, parāda, ka Eiropa ir inficējusies ar vīrusu, ar baiļu vīrusu. Es ne, neatbalstu, ja kāds saka, ka pret bēgļiem ir jāizvērš eh, medusmājas un pātagas teorija. Tas nav pareizi. Šeit ir tikai viens pienākums. Proti uzņemt cilvēkus, kuri bēg no apdraudējuma, no tā paša apdraudējuma, kas vēršas arī pret mums. Tas ir personas, kas bēg no kara. Ir ļoti daudz, kas ticis runāts par ļaunprātīgu izmantošanu, par Schengenu, par pienākumu sniegt palīdzību. Šajā zālē mums nevajadzētu ilgāk diskutēt par likumdošanas priekšlikumu, bet mums jādiskutē par vērtībām, jo mēs uh, eh, piedarām pie vērtību kopienas, un ja tās vairs neeksistē, tad vairs nav nekādas jēgas uh, ja mums ir kopīgas institūcijas, jo šīm institūcijām jēga tikai tad, ja tās ievēro mūsu kopīgās vērtības. Ministra kungs Kenders jau pieminēja, arī Avramopolos kungs pieminēja desmit tūkstošus bērnus, vai tad neviens negrib domāt par to, ka mēs šeit runājām par apdraudējumu, kāds apdraudējums ir bēgļiem. Mums ir jācīnās pret šiem bailēm. Ir instrumenti, kas ir izstrādāti. Eiros komisija ir izvirsījusi priekšlikumus. Mēs piekrītam kolēģi Vēberkungs, ka ārējas robežas ir labāk jāaizsargā un kas attiecas uz identifikāciju un arī bēgļu sadalījumu. Bet kas tad mūs aizkavē to visu izdarīt? Bailes, bailes tās ir, kas tiek uzpūstas kas šajos mēnešos palielinās tādēļ, ka tam ir auglieka augsne. Tā, tas ir vislielākais apdraudējums, kas apdraud Eiropas Savienību kā vērtību kopienu. Tādēļ uzstājos ar šo runu. Es vēlos šeit galvenokārt pievērsties vērtībām. Tas ir pamattemats. Citādi mēs nevirzīsimies uz priekšu, kolēģi Vēberkungs, ja mēs neparādīsim mūsu valstu valdību vadītājiem, ka viņiem nav jābaidās. Sistēma var darboties, un vajadzētu uzmanīties, jo tā nav nekāda parādība, ko var izsināt vairāku mēnešu laikā. Arī jāraugās uz Austrum Eiropas attiecas uz Somiju, tas attiec uz citām valstīm Austrum Eiropā. Būs arī uh, bēgļu pieplūdums, kas turpināsies, vai nu mums to izdodas atrisināt vai nē. Tādēļ gribu aicināt, nav runa par uh, vienu vai otru dokumentu. Tās ir sakas tam, ko mēs kopā veidojam. Ir jābūt Eiropas Savienības vērtībām. Tās ir jāizstāv. Tādēļ mēs esam šīs Eiropas Savienības dalībnieki. EKR e grupas vārdā tagad vārds Kamakungam. Liels paldies! Jau atkal jaunas debats par imigrantiem un bēgļu krīzi. Un ja mēs paraugamies uz pavasaru, tad bieži vien tas, ir, tas ir optimismu gadalaiks, bet šobrīd mums vairāk par to būtu jāsatrauc, jo sniegs kūst un vidusjūra būs vieglāk šķērsot. Un vai mēs tik tiešām esam gatavi rast risinājums, kas darbosies? Daži ierosina, ka. Um, ir jārīkojas visiem, visās um, dalībvalstīs. Uh, citi savukārt uh, saka, ka Eiropas Savienībā ir jāpaņā, jāpārņem robežu uh, pārvaldība. Mums ir jāizbeidz šīs debats par polarizāciju, un mums ir jāpievērš problēmu risināšanai, un es zinu, ka Ferhofštāt kungs zina, ka uh, ir izskanējuši komentāri medijos. Eh, nu, teiksim pavisam godīgi, ka mēs eh, diskutēsim par šiem komentāriem, bet mani satrauc tas, ka eh, jums politika ir svarīgāk nekā šīs krīzes atrisināšana. Mana politiskā grupa ir bijusi ļoti konsekventi risinot šo krīzi jau no paša sākuma. Mūsu rīcībā nav laika, lai pārakstītu noteikumu grāmatu. Uh, Mums ir tikai pāris nedēļas, lai atgūtu mūsu pilsoņu uzticēšanos. Mēs varam būt līdzcietīgi tikai tad, kad mūsu noteikumi ir skaidri, strikti. Un vienlīdzīgi Schengens noteikumos ir teikts, ka Eiropas Savienības ārējās robežas ir jāaizsargā. Ja dalībās nevar aizsargāt savus robežas, tad mums ar Frontex palīdzību ir jāpiedāvā palīdzība. Bet mēs nevaram uzspiest neko demokrātiski ievēlētām valdībām. Būsim eh, pavisam atklāti. Ja jūs nevarat eh, spēlēt saskaņā ar noteikumiem, kas ir Dublinas un Schengens noteikumos, tad neesiet pārsteigti, ka arī citi vēlas izstāties no šīs spēles. Ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu, ka Turcija, kas jau šobrīd cīnās, lai tiktu galā ar bēgļiem no Sīrijas, netiktu uzskatīta tikai un vienīgi par tranzītu valsti? Kā tad ir ar valstīm, kā piemēram Pakistāna, kas ir parakstījušas uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgums? Ir pienācis laiks būt striktiem ar šīm valstīm un pieprasīt, lai tās ievērot savus noteikumus. Dublins eh, regula ir pavisam skaidra, ka eh, pirmā drošā valsts ir tā, kurā eh, patvērumu meklētājiem ir jāiesniedz savus pieteikumus, bet Dublins noteikumi ir izgāzušies. Cilvēki, kas gluži vienkārši meklē labāku dzīvi, var iesniegt pieteikumus jebkurā vietā un valsts, kurā šie bēgļi ierodas, netiek galā ar bēgļu pie, pieplūdumu. Ir nepieciešams pārskatīt Dublinu, lai tā darbotos labāk un lai nodrošinātu to, ka uh, bēgļi paliek valstīs, kuras piedāvā patvērumu, bet lai stabilizētu situāciju īstermiņā un tik tiešām palīdzētu um, bēgļiem, mums ir jāvienojas par to, kuras valsts var uzņemt bēgļus un cik daudz mēs nevaram uzspiest to šīm valstīm uh, lai tās valsts, kas nevar uzņemt bēgļus, palīdz ar uh, naudu, um, ekipējumu un arī cilvēku resursiem, lai palīdzētu citām, bet m, tās nevar gluži vienkārši um, atvairītu šo atbildību, kas viņam gulstas. Un tagad, kad vidusjūra jau atkal uh, būs uh, tas ceļš, pa kur bēgļi iekļūs Eiropas Savienībā, nu mēs nevaram atstāt Maltu, Itāliju un Grieķiju vienas pašas. Mums šobrīd ir nepieciešama pragmatiska pieeja mūsu rīcībā. Mums ir jārīkojas, lai panāktu re rezultātu, mums ir jāizteno likumdošana, mums ir jāizteno arī griba. Tāpēc nemēģināsim pārrakstīt noteikumus, gluži vienkārši piemērosim noteikumus, kas jau ir spēkā strādāsim visi kopā, lai stabilizētu krīzi un pievērsīsim uzmanību tam, lai tik tiešām palīdzētu tiem, kam palīdzība ir nepieciešama, kas tik tiešām bēg no kara un vajāšanas gan īstermiņā, gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Paldies! Merci. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā vērts Ferhofštāt kungam. Jā, paldies. Eh, vispirms es vēlētos pateikties eh, padoms pārstāvim. Jūs labojāt to, ko jūsu partijas priekšsēdētājs teica. Eh, viņš eh, ir piedāvājis plānu un jūs eh, iebildāt pret to, un es priecājos par to, ka jūs iebildāt par to, sakot, ka jūs atbalstat neizraidīšanas principu un arī atbalstot to, ka to principu, ka ikvienam bēglim, kas ierodas, ka ik viens ir pelnījis atsevišķu viņu gadījumu izskatīšanu, un mēs nevaram gluži vienkārši viņus izraidīt. Paldies jums par to, ka Malkungs, jūs man uzbrakāt pirms es pagūvu vēl pilst kādu vārdu. Nu, bet, lai nu tā būtu, jūs tomēr mani likāt vilties, jūs teicāt, ka FD priekšsēdētājs teiktais, tas tomēr, manuprāt, ir apkaunojums Eiropas Savienībai, Un tagad jūs sakat, mēs paraudzīsimies, ko mēs ar to darīsim. Nē, jums ir jānoru, jānosūt šis AFD paziņojums. Un trešais komentārs Avram Apols kungs un Gunārs kungs ir par saturu. Es domāju, ka mēs esam uz nepareizā ceļa. Mēs neatrisināsim problēmu tā, kā mēs tā pievēršamies šobrīd. Jo tas nedarbojas. Nu, komisija saka, jā, Grieķi uzlabo uh, E, situāciju, bet paraudzieties paši uz komisijas novērtējumu. Komisija pirms divām, trim dienām nāca klajā ar analīzi par robežu kontroli e, attiecībā uz Grieķijas un Turcijas robežu, un šī kontrola nedarbojas. Cilvēki netiek reģistrēti, ir, e, un to apstiprina arī Eiropa dokumenti un analīze cilvēki netiek turēti um, pienācīgos apstākļos, netiek nošķirti ekonomiskie bēgļi no patvērumu meklētājiem uz šīs robežas. Tātad tas nedarbojas. Mūsu priekšlikums ir par visam skaidrs. Jums ir jāizmanto 78. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tas jums ļauj īstenot ārkārtas pasākums un pārņemt robežu kontroli organizēt uh, ātrās reaģēšanas uh, spēkus un nosūtīt arī Eiropas robežu apsardzi. Tas ir Eiropas uzdevums. Mēs nevaram gaidīt, ka Grieķija tagad teiks, jā, jā, jā, mē, tā uzlabos situāciju un, par, un redzēsim, kāda būs situācija pēc trim mēnešiem. Bet pēc trim mēnešiem būs atkal tūkstošiem bēgļu, kas ieradīsies Grieķijā. Tātad tā tas nedarbojas. Jums ir jāuzņem savā atbildība 78. pāns Lēmumu var pieņemt ar kvalificēto vairākumu padomē jau 18. februārī, tā vietā, lai runātu par visā, eh, visiem šiem Kamerona eh, pieprasījumiem un prasībām. Varbūt sāksim ar to. Tas jums ir jādara. Ja jūs to nedarīsiet, tad šī nekontrolētā situācija turpināsies. Eiropas Savienība ir organizējusi šos uzņemšanas centrus pie robežām kopā ar Grieķijas e, iestāžu pārstāvjiem. Grieķija nevar tagad atsaukties uz suverenitāti. Tā ir tā ārējā, ārējā robeža. Te nav runa tikai un vienīgi par suverenitāti. Un tagad jautājums par to, kas būtu jādara 18. datumā komisijai un padomēji, ir jādomā par to, kā uzlabot apstākļus bēgļu nometnēs Cilvēki dzīvo ar septiņiem dolāriem mēnesī. Kā gan par to ir iespējams iegādāties pārtiku, apģērbu ģimenei, bērniem? Tā vietā, lai dotu 3 miljārdus Erdoganam, varbūt izmantojot šos līdzekļus, lai organizētu dzīvi bēgļu nometnēs un palīdziet arī ANO e, to darīt. Lai viņi saņemtu nevis 7 dolārus mēnesī, bet 70 eh, 100 eh, dolārus eh, mēnesī ģimenei, lai varētu organizēt savu dzīvi, jo cilvēkiem nav līdzekļu, lai varētu iegādāties pārtiku, apģērbu. Tātad izmantojiet šos 3 miljārdus nevis dodotos Turcijas valdībai, bet lai palīdzētu cilvēkiem, eh, kas atrodas bēgļu nometnēs Grieķijā, bet arī citvieta. Ne jau nogaidot mēnešiem ilgi un tagad gaidot nākamo Eiropadomu sanāksmi martā kaut kas mainīsies. Šobrīd, 18. datumā, tagad vai nekad ir nepieciešams panākt um, izmaiņas. Eiropai ir tas jādara, neraugieties uz dalībvalstīm dalībvalsts eh, rīkojas, eh, kā tām tīk, eh, rīt viņas slēgs robežu, pēc tam viņas paziņo, ka mainīs likumdošanu patvērumu meklētā jomā. Jums ir jārīkojas. Jums ir jārīkojas tagad. Paldies. Paldies. Tagad vārds goja grupas vārdā papadomulis kungam. Paldies priekšādātājiem. lai risinātu migrācijas krīzi, par ko runāja Avramopulus kungs, ir uh, nepieciešama spēcīgāka Eiropas sadarbība. Tas, ko vēlas uh, struktūra fondi Ungārijai, Polijai, Slovākijas republikai. Bet uh, tas ir savādāk bēgļu jautājumu risināšana vajadzīga. Ka kopīga Eiropas pieeja. Ženēvas konvencija ANO ir eh, izvirzījis noteikumus un eh, tam nav nekāda attiecība ar ksenofobiju, vēlmi izjaukt Eiropu ar to, ko vēlas sasniegt labēji ekstrēmisti. Grieķijai un Itālijai ir nepieciešama lielāka solidaritāte, vairāk Eiropas palīdzības, lai kontrolētu Eiropas ārējās robežas, lai aizsargātu tās. Nevajadzētu šis valsts pārvērst par grēkāšiem. Pirms divām dienām lasīju šādus teikumus. Kāda valsts, kas atrastos Grieķijas vietā, tā būtu tieši tādas pašas problēmas. Grieķijai ir vajadzīga palīdzība, mums ir jāatbalsta Grieķija. To teicis arī Frontex ģenerālsekretārs pirms četrām dienām. Šeit parlamentā kāds teica, ka Eiropa devusi maizi bēgļiem, tie piemēram bija cilvēki mēneša stacijā kas e, sagaidīja bēgļus, deva viņiem maizi. Ne jau vajadzētu rīkoties tādā virzienā, skatīties uz to pusi, ko pieminēja Kamākungs, ka ir jāšāģi uz bēgļiem. Ir runa par to, ka stacijā ir tiešām jāuzņem bēgļi, kas, piemēram, Kopenhāgenā nenotika. Jūs teicāt, ka Schengenē ir problēma. Jūs e, varbūt vēlaties mazāku Schengenu vai vispār tādu nebūtu, bet mazāk Schengenu tā nebūtu nekāda Schengena. Schengenas uh, Atcelšana radīja lielu kaitējumu demokrātijai, bēgļiem un ekonomikai. Robežu kontroļu atkal ieviešana būtu katastrofa Eiropai. Daudz runā par uh, ieviešanu. Padomu un komisija septembrī pieņēma lēmumu, ka ir jāpādād simtiem tūkstošu bēgļus. Kā tas īstenots tiek? Eh, tikai 400 bēgļi tika pārvietota Eiropā. Protams, eh, kā Grieķija ir sasniegusi svarīgu progresu, ja mēs eh, atceramies novembra ziņojumu. Esam pārliecināti, ka martā, kad notiks jauns vērtējums, būsim izpildījuši mūsu pienākumus. Tos pienākumus, ko ir uzņēmusies mūsu valsts, bet jums arī jāizpilda savu pienākumu dāmas un kungi no komisijas un padomas, lai varētu sasniegt labākus rezultātus, efektīvāku Eiropu, demokrātiskāku Eiropu, lai bēgļu jautājums būtu Eiropas jautājums, nevis Itāļu vai Grieķu. Citādi uzvarēs rasisms un, un uh, naids pret uh, ieceļotājiem, un Eiropa izgāzīsies. Zaļo grupas vārdā vārds Hārms kundzei. Dāmas un kungi, kolēģis un kolēģi, vēlos eh, pieminēt eh, pozitīvu aspektu pret to, kas šeit tika pieminēts ne tikai pie manas Vācijā, bet arī manā dzimtajā reģionā, bet arī Grieķijas salās, Ungārijā, Stokholmā vai Lielbritānijā un Francijā strādā daudzi tūkstoši pilsoņu. Tie ir brīvprātīgie, kuri strādā, lai tiktu galā tā saukt obēgtu krīzi Tas, kas eh, sākās ar Angās Merkās lēmumu pagājušā gada septembrī, manuprāt, ir eh, izraisījis līdz šim tikai vārdos piesaukto Eiropas pilsonisko sabiedrību. Viņi dara savu darbu, zinot, kolēģi Vēberkungs, zinot par to, kādas ir problēmas, kādas ir pretrunas, visu, kas ir eh, jāpārmaina, bet viņi to dara, jo viņi vēlas risināt šo jautājumu. Un eh, par parādību, kas tiek eh, pieminēta no vienas debates un uz otru, un kas ir eh, tāda, tāds smags jautājums, ka šī pilsoniskā sabiedrība bez jebkāda milzīga patosa dara savu darbu, bet politiskās debates savukārt ir pārpilnas ar patosu. Ir īpaši Eiropadome Un tieši tie pilsoņi, kas tik aktīvi strādāt, uzskata par kaut ko briesmīgu, proti, ka padome arvien vairāk uh, izrādās ir tāda institūcija, kuri meklē tikai risinājumu bēgot no jautājumu risināšanas. Tas ir noteikti jāpiemina pirms nākamā samita, jo Šī nodevība iepratniem pilsoniskai sabiedrībai no dienas uz dienu kļūst arvien smagāks. Manuprāt, šis Angās Merkās lēmums iepriekšā gada septembrī visi to uzskatīja par ļoti pārsteidzošu. Tā ir viena lieta, bet otra lieta ir, ka ar šo lēmumu ir uzsākusies fāze Eiropas Savienībā, kurā mēs esam beidzam bēgt no tām problēmām, kas uh, ir apkārt mums krīze ārpus Eiropas austrumos un dienvidos tā nebeigsies tā pēkšņi. Pieredze ar Minskas vienošanos, tas ir tikai kā tāds uh, pirmais vējš, kas parāda, kas būs ar Sīrijas sarunām un cik ilgi tas vilksies. Tādēļ mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu jau sagatavoties, ka tās problēmas, kuras eh, mēs, eh, par kurām pašlaik diskutējam kā par akūtām, ir jāsagatavojas, ka pie tām būs jāstrādā ilglaicīgi. Mana politiskā grupa aicina Eiropadomi, lai padome tiešām spēr lielus, lielus soļus un uh, nodrošina to, kā vārdi sakrīt ar darbiem, jo mums ir uh, jāpārliecina no vienas puses Eiropas pilsoņi, no otras puses cilvēki, kas atrodas uh, krīzē ārpus Eiropas Savienības un bēg. Manuprāt, kā ļoti tādas uh, lielas vienošanās ar ANO ir vissvarīgākie pasākumi, par kuriem nevajadzētu tikai runāt un runāt, bet patiešām uh, tos vajadzētu arī īstenot. Esam pārliecināti par to, kā ieguldījumi, kā tie, par ko tiek diskutēts uh, ar Turciju, ka tiem ir jābūt vēl lielākiem. Un tas, ko saka Verhofstadt kungs, ir pareizi. Mēs nevaram vienkārši uzturēt pie dzīvības bēgļus bet mums viņam jānodrošina dzīve. Tajos reģionos, uz kuriem viņi bēga, ja tas eh, netiks eh, nodrošināts, tad eh, mums neizdosies labāk risināt jautājumu. Esam noteikti pārliecināti, ka bēgļu sadala Eiropas sadalē tam ir jābūt nodrošinātam solidārā garā, un mēs gaidām no padomes, ka šī lieta virzīsies uz priekšu, jo citādi mums neizdosies atrisināt jautājumu. Un ceturtais punkts attiecas uz robežām. Arī mēs esam par to, lai robežas tiktu labāk pārvaldītas. Arī mēs esam par to, lai Grieķijā kopā ar Grieķiem tiktu īstenota Eiropas atbildība. Mē, mēs zinām, ka šīs ārējās robežas, tās nedrīkst būt hermētiski noslēgtas. Uh, Mēs esam šokēti par to, ka debates parādās par uh, pavēlēm šaut uz bēgļiem, ka tas parādās tieši Vācijā. Un uh, šeit mēs uh, vēlamies risināt šos izaicinājumus, kas parādās labējā flangā, kas izmanto tikai Schengenas debates, lai sagrautu Eiropas pamatus. Eiropas robežu pārvarēšana, tas vienmēr ir bijis eh, kara seku pārvarēšana, un tas, kas vēlas eh, atjaunot eh, robežas Eiropas Savienībā, tas atgriezīsies pie Eiropas izgāšanās. Lies paldies par uzmanību. Lies paldies, visi šķiet ir pārsnieguši, pārsnieguši uzstāšanās laiku, bet tomēr esam visai sablēcīgi. Tālāk par ēras kundze uzstāsies priekšādātāji pateicos. Ko tā tie kolēģi? Eiropas migrācijas pārvaldība šobrīd ir vienkārši vien vienīgi izgāšanās. Tas taču ir milzīgs uzdevums, milzīgs problēma jautājums. Tas tā atkarīgi cilvēku izdzīvošana, bet Eiropa pagriež uh, muguru un neizrāda ne mazāko solidaritāti un starptautisko um, līdzjūtību. Mēs rīkojamies pilnīgi akli, neskatoties uz to, kādi ir iemesli šai migrācijai, nerunājot par to, kas ir šie iemesli. Zināmā mērā ES dalībvalstis pat ir bijušas tās, kas radīja šo problēmu daļēji, piedāvājot, piemēram, ieročus, ražojot ieročus, eksportējot tās uz valstīm, kas pēc tam atbildīgas par konfliktu izraisīšanu valstīs, no kurām nāk šie bēgļi mums ir jācīnās ar pašām šīs problēmas saknēm, nevis ar simptomiem. Tieši tā kā Patels kungs teica. Mums ir jāskatās uz vērtībām. Nu, bet pasīsimies kaut vai uz Itāliju. Itālijas valdībai beidzot būtu jāpārtrauc pārdot ieroču Saudārābija, kas pēc tam tiek izmantot karā Sīrijā. Un tā jau mēs arī izraisam visu šo migrāciju. Un tad pēc tam Itālija izlieks, ka, ko vēlas darīt kopā ar citām valstīm, kas atbildīgas par ieroču eksportu. Tā ir pilnīgi divkosība. Vienkārši absurds starptautisko uzņēmumu intereses tiek aizsargāts vairāk nekā dzīvība nekā cilvēki. Un tad mēs pilsoņiem sakām, lūk, mūsu valdības, mūsu valdībām rūp mūsu pilsoņi, tāpēc mums jāizmanto Schengeni, jāaizsargā drošība un tā tālāk. Un tad tiek runāts par ietekmu uz vienoto tirgu un vienoto valūtu. Tiek radīta tad, kas tad tālāk, tad mini Schengen starp dažām valstīm. Uh, Un tad vēl tiek runāts par Turcijas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Mēs taču zinām, kā cilvēktiesību pārkāpumi notiek Turcijas teritorijā. Šādā veidā mēs tikai tā teikt atbildību nododam tālāk kādam nākamajam Činkvestelī, piecu zvaigžņu kustība. Itālija no paša sākuma ir teikusi, ka ir jāpārtrauc ieroču eksports un ekonomikas politikas ir jānoliek otrajā vietā jāpārskata Dublinas tiesību aktu kopums un jāpārliecinās, ka mums ir kopēja dal, migrācijas politika starp visām valstīm, tā lai mēs domājam arī par sak, eh, problēmas sakmes apkarošanu. Mājers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Eiropa pārplūdina uh, patvērumu meklētāji, kas apdraud mūsu drošību, kultūru, brīvību, un Eiropa grib katrā gadījumā turēties pie šī principa par Eiropu bez robežām. Bet, nu, tas ir pārvērties ļaunā murgā. Uh, te ierodas teroristi un tie ir patvērumu meklētāji ar kalošņikoviem, laimes meklētāji, kas vēlas bezmaksas, brī, bezmaksas eh, pajumti, bezmaksas ēdienu un bezmaksas veselības aprūpi. Mums ir jādomā par politikas optimizāciju, bet nu jā, mēs tagad strādājam pie Eiropas norieta. Schengena ir cietusi neveiksme, Eiropas Savienība ir fiasko. Ieklausieties mūsu tautās, kam pietiekam vienreiz ir nu līdz brošai visa šī robeža būšana. Un lūdzu, nu aizsargājiet nīderlandiešus, aizslēdziet Nīderlandes robežas, tā ir mūsu drošība, mūsu nākotne. Paldies! Mēs Mēs paldies, Alā Golniškungs. Priekšādētāji pateicos. Migrācijas plūsmu izraisītājs ir zināms, ir zināms, tas ir visa šī organizācijas trūkuma nespēja vienoties ar ASV un tādām valstīm kā Libiju un Sīrāku, Irāku. Un visa tā rezultātā mēs te izraisām kaut kādu retoriku, arī atsevišķās dalību valstīs, atsevišķi politiskie spēki vēlas eh, vienlaikus radīt eh, zināmus nosauk, eh, pasāk, pasākumus ideoloģijas dēļ, viņu politikas dēļ. Un te mēs dzirdējām Pitels kungu, Harmsa kungu, kas nāca klajā ar ļoti emocionālām runām, bet tikai Pitels kungu un Harmsas kundze. Nu tad aizbrauciet paši uz savām mājām un paskatieties, kas tur notiek ar šiem migrantiem. Un es domāju, ka viņi tad visdrīzāk sauks, eh, jums nāksies saukt policiju. Nu, tāpēc es domāju, ka tā ir arī tāda nevēlēšanās rīkoties no Eiropas Savienības puses vienmēr tikai tādas runas vien un vārdi vien par tiem, kam nav tiesības, ka viņi tagad lūk jāuzskat par politiskajiem bēgļiem, bet tie jau tad ir lielākā daļa migrantu. Kolēģi, jūs to ļoti labi zināt. Viņiem ir jādod, viņiem saka, lūk, brauciet atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Nē, tas, nu, to jau taču viņi nemaz nevēlas. Francija san ir pierādījusi un to mēs labi zinām gan no varas iestām, gan no visa kā cita, ka 95% eh, to, kas pieklas, pieprasa patvērumu, eh, tiek dota uz, uzturēšanās atļauja visu šo mēnešu laikā, kamēr vispār tiek kārtota dokumentu. Viņi, protams, ka paliek Francijā. Nu, un tad tiek slēgta robeža starp Franciju un Beļģiju un šī atpakaļ neaiz, nesūtīšanas politika uh, eh, netiek net, net īstenot, ja vien lūk šī izcelsmes valsts nav droša. Un tas nozīmē, ka nevar izmantot ne 19. pāntu, kā tā nekur citur, un šie cilvēki, kas ierodas no drošām izcelsmes valstīm, vienalga nevar tikt nosūtīti atpakaļ. Paldies tālāk Gonzales kungs uz divām minūtēm. Priekšādātāji. Es varu atkārtot to pašu runu, ko izteicu decembrī, novembrī, oktobrī, septembrī. Mēs esam parlamenti, kas faktiski esam nonākuši tādā kā laika cilpā, lai, esam e, iesprūduši kaut kur laikā. Jo cilvēki taču mira jau arī septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī gāja bojā. 30 tūkstoši cilvēku tāpat laikā janvārī ir atkal jau ieradās Eiropā. Mēs šodien neko nevarēsim atrisināt jo pilsoņi skaidri redzam ir tikai runājam. Turklāt mēs atkārtojam vienu un to pašu, tas nav nekāds diskusijas. Atkārtošana, jo nav diskusijas. Jādara vēl ļoti daudz, kas. Tik daudz nepabeigta darba. Nesam izveidojuši vēl jauno Eiropas robežaizsardzības aģentūru. Nezinām, kā to finansēt, nezinām, kādus finansējumu piešķirt Turcijai Un bez Turcijas palīdzības problēmu neatrisināsim. Nesam turklāt arī nonākuši pie kopējas migrācijas politikas. Ehm, mums joprojām ir 24 atšķirīgas imigrācijas politikas. nesam varējuši vienoties arī par to, ka tie, kam ierodas, viņiem būtu jāpiekrit mūsu vērtībām, mūsu iecietības principiem. Piemēram, viņiem jāpiekrīt tam, ka jāpastāv dzimumu vienlīdzībai. Jādara vēl ļoti daudz. Un mēs nevaram gaidīt tikai rezultātus. Nē, mums ir jā, jāvēršas pie cēloņiem. Nav taisnība, ka Francija un Beļģija esot atjaunojusi robežu. Nē, robeža, tā robeža, kas tiek apdraudēta, ir Grieķijā. Grieķijas policija faktiski sargā Vācijas robežas. Un tā ir problēma mums visiem. Tāpēc arī risinājums jāmeklē kopīgiem spēkiem. Citādi katra valsts slēpsies patēs savām robežām, patēs savām vajadzībām. Un nav taisnība, ka šie cilvēki ierodas šeit eh, un vēlas dzīvot mūsu dzīvi. Nē, viņi vienkārši bēga no kara. Un tāpēc karam jāpieliek punkts. Citādi miljoniem cilvēku mirs, cenšoties no šī kara aizbēgt. Un Eiropa jau šobrīd nav krīzes situācijā bēgļu dēļ, bet gan tāpēc, ka mūsu politikas ir kļūmīgas. Mums ir jāspēj šiem cilvēkiem palīdzēt, mums viņiem ir jāparāda, ka mēs varam atrasināt to reālo pamatu problēmu, jo citādi Eiropa izzudīs no zemes virs, un tas notiks populistisku politiku rezultātā. Gonzales Ponskungs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartīs tas jautājumu? 30 sekundes jautājumu uzdošanai, lūdzu. Kolēģi, vai jums nešķiet, ka Eiropas pilsoņi gribu, lai Eiropas varas iestādes pieņemtu lēmumu beigu beigās, nevis tikai turpinātu runāt eh, par migrantu krīzu. Un vai jums nešķiet, ka šīm varas iestādēm vajadzētu pievērsties un uzrunāt arī arābu valsts, musulmaņu valsts, Persijas līča valsts? Arī tām vajadzētu uzņemt migrantus, jo viņi taču pieder, pieder viņu pasaulē turklāt. Kriosti. Gonzalo Gonzāles Ponskungs atbild, ko tātais kolēģis, es domāju, ka Eiropas varas iestādes tieši ar to arī nodarbojas, ka pieņem lēmumus, un dalība valsts ir tās, kuriem lēmumi būtu jāīsteno. Nav jau tā, ka cilvēki izvēlas kļūt par bēgļiem. Viņi to dara tikai tāpēc, ka grib izdzīvot, un viņiem nav cits izvēles. Komisija, manuprāt, to ir sapratusi no paša sākuma. Paldies tālāk, Fajonas kundze, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Arvien lielāks eiropiešu skaits baidās no šīs migrantu krīzes. Vairāk kā 2000 migrantu bēgļu ierodas Eiropā katru dienu. Ko mums darīt? Ko mums darīt ar šiem tranzīta ceļiem, maršrutiem, kas iet cauri nestabilajām Balkānu valstīm uz Sloveniju un tālāk? no piecām krīzes punktiem, jeb hotspots, Grieķijā tikai viens darbojas atbilstīgi. Pārvietošanas un atpakaļ atsūtīšanas mehānismi nedarbojas. Un tagad tiek runāts par kaut kādu plānu ar Turciju. Bet pat ja Ženēvas konvencija var piedāvāt šādu risinājumu, tad mēs nevaram gaidīt, ka mies iestāsies jau rīt. Nesenajā Eiropā ziņojumā teikts, ka nebūtu nav skaidrs kur pazuduši desmit tūkstoši mazgadīgo bērnu bez vecākiem. Zviedrijā, Itālijā, visur. Un kas ar šiem bērniem noticis? Mēs varam tikai izdarīt šausminošus minējumus. Mēs runājam par bērniem, un tāpēc jārīkojas ar tūlīt pat. Eiropa nav atbildīgā par bēgļu krīzi, un ne jau skaļļos ir problēma. 1,5 miljoni šai 500 miljonu Eiropā. Tas ir pārvaldām, tas nav nekas neiespējams. Kādam no iestādēm vienkārši ir jāuzņemas politiska līderība. Tad, kad Slovēnija iestājās Schengenas zonā, mēs redzi, ieraudzījām jaunu Eiropas seju. Mēs ieraudzījām Eiropu kas bija laipna, pārskatāma, caurceļojama, bet tagad Eiropa atkal slē, slēdz visas šīs durvis nacionāla egoisma rez, rezultātā. Kirkopkungs tālāk. Priekšādātāji. Komisārkungs, mana vēsts ir pavisam vienkārši. Šādā ārkārtīgi sarežģītā situācijā ir jāpiemēro noteikumi, un šie noteikumi ir jāīsteno kā prioritāte pašreizējā sistēmas pa, ir paralizētas tāpēc, ka nav nekādas vēlmes izpildīt tādu kaut lēmumus. Eiropas Savienībai jāparāda vēlētājiem un tiem, kas ieceļo Eiropā, ka mums ir godīga, bet strikta sistēma. Mēs varam kontrolēt situāciju tikai tad, ja noteikums piemērosim un piemērosim principus, ko vienmēr esmu aizstāvējuši. Ja mēs meklēsim kaut kādus burvību risinājumus, kuriem būs vajadzīgi gadi, lai tos īstenātu, tad situācija tikai vēl tālāk izies no kontrolas šai gaidāmajā pavasarī nevaram piedāvāt nekādas izvēles iespējas, bet jāpasdara par obligātu princips, ka, principu, kas tiek piemērot tiem, kas ierodas Eiropā. Ir jāsargā mūsu ārējās robežas, un ja kāda dalība valsts to nespēja vai nevēlas darīt, tad tai jāpieņem palīdzību no Frontex. Uh, un turklāt atpakaļ jānosūta tie, kuri nesaņem patvēruma meklētāja statusu, un tāpēc jānovērš visu veidu praktiskie šķēršļi, kas neļauj cilvēkus nosūtīt atpakaļ. Valstis nedrīkst šo problēmu vienkārši nogrūst vienu uz otras placiem, tam ir vajadzīgi resursi, eh, un pat Dublinas direktīvas pārskatīšanas gadījumā ir vajadzīgi, eh, vajadzīgs rīkoties, un pārvietošanais iekšienē ir sekundāra lieta. Ja Turklāt valstīm, kas uzņem bēgļus, ja tās nespēja nodrošināt atbilstīgus e, uzņemšanas nosīmes, tad jāpārskat viņu iespējas līdzdarboties Schengens zonā. Noteikumi ir jāizteno drosmīgi un apņēmīgi, un vēl tikai gribēju šeit atsaukties uz Ferhofštāta kungu piezīmēm pirms pāris minūtēm. Jūs, Ferhofštāta kungs, e, nedrīkstat būt tik liekulīgs. Jūs jau varat nosolī, nosodīt citas politisko grupu un tās vadību par piezīmēm vai uzmanību, ko kāds vai. U, vai attieksmi kaut kādas paudzes, bet jums vajadzētu paskatīties arī pašiem uz saviem deputātiem, piemēram, Libe komitejā, kad, piemēram, Tautas partijas vicepriekšādātais ne tik vien e, tika aizvainots un e, pret viņu tika pausti nepatiesi vārdi, tas bija jūsu grupas loceklis, kas to darīja, un tāpēc sakārtojiet vispirms pats savu namu un tikai tad e, aizvain, apvainojiet citas grupas. Paldies tālāk, Lamsdorf kungs, uz pusotru minūti. Votre micro, monsieur. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Dāmas un kungi, jāsaka, ka mēs patiešām piedzīvojam lielu krīzi. Mums ir jāiegulda daudz pūliņu, lai to atrisinātu. Pilsoņi vēlas, lai Eiropa beidzot beigtu izvairīties no atbildības. Uh, Un es gribētu teikt, ko padomu šā, šajā sakarā citēšu. Padomas priekšstādētāji teikto, ir pieņemti lēmumi, tagad tie ir jāizteno. To viņš teica. Un padome ir lēmusi uh, organizēt vairākas, uh, atbild, organizēt vairākas atbildīgo orgānu tikšanās. Uh, Tas ir minēts vairākos komisijas dokumentos. Dāmas un kungi, nu šādos tempos, ar šādu attieksmi mēs šo krīzi nekad neatrisināsim, jo beidzot dalību valstīm ir jāuzņem sava atbildība, padomēji ir jāmudina dalību valsts to darīt. Tas, kas notiek tagad, ir vienkārši skandalos. Papadimuls kungam ir uh, patiešām taisnība, tikai 400 bēgļi ir sadalīti, bet Grieķijai īstenībā nu, nav uh, patiešām nekādu aizbildību papildinājumu teikt, ka viņi jau tā ir ļoti daudz darījuši. Berlīnā, Berlīnē pilsoņi uzskata, ka valsts neko nedara, neinteresējas par viņiem. Cilvēki ir nobijušies, viņi nezin, ko domāt, viņi kļūst vājprātīgi no šīm bailēm. Viņiem ir jāpiedāvā risinājumi, krīze ir jārisina, risinājumi ir tepat, mums ir nepieciešams uh, robeža apsardzības mehānisms, ir jābūt īpašai grupai, ir jābūt krasta apsardzē, mēs vēlamies kopīgas uh, patvērumu tiesības, mēs vēlamies, lai lai īpašais bēgļu komisārs tiktu finansēts, lai būtu pārtiks programmas. Lāmsdorfungs, nu jā, ķersimies beidzot pie darba. Jūs runājāt pārāk ātri, Lāmsdorfungs, pārāk ātri. Ērnstas kundze, pusotra minūte, paldies. Grieķijai vajadzētu labāk sargāt savus ārējās robežas, neskatoties uz to, ka 160, ka vairāk tūkstoši ir. Uh, Grieķijas krasta robeža, viņiem ir vairāk tūkstoši lielu salu, nemaz nerunāju par visām mazajām saliņām. Nu, kā jūs iedomājaties, ko tad Grieķijai vajadzētu darīt? Man ir jautājums. Tātad Grieķiem vajadzētu uzņemt un glābt tūkstošiem bēgļu un vispār nebaudīt nekādu citu dalību valstu solidaritāti. Un tad šie cilvēki jāsūt atpakaļ šajās pašās caurajās laivās. Uh, Nu, vai um, ehm, izloziet viņiem atpakaļceļu biļetes uz Alepo? Nu, ko mēs saprotam ar šiem vārdiem - sargāt robežas? Man tas rada bailes, jo tādā veidā vēl vairāk cilvēki tiek dzīti tiešā nāvē. Un īstenībā tas eh, daudz neatšķiras no Labēji eh, populārās partijas AFD priekšlikumiem atkal dot ieročus robežsargiem. Tātad šaut uz bēgļiem, to jūs piedāvājat. Šaut uz bēgļiem, nevis uz tiem, kas viņus ir eh, no, iedzinuši šajā situācijā. Jāsaka, ka šī vārdarbība pret bēgļiem, kas izplatās kā vīrus, tai arī ir savi cēloņi. Vardarbība pret bēgļiem ir noziegums, un līdz ar to tas ir jāsoda. Mēs nevaram pieļaut, ka, piemēram, Bulgārijā bēgļi tiek spīdzināti. Mēs nevaram pieļaut, ka viņiem uzbrūk, Vācijā arī uzbrūk uh, bēgļu pajumtēm. Mēs nedrīkstam to piecies. Terns kundze tiek pārtraukt, un beigās viņa izslēdz mikrofonu. Es atvainojos, Sargantīnī kundze, viena minūte. Tērns, tas kundze, jums vajadzēja beigt. Jūs runājat runājāt ilgāk. Man arī ir jāievēro uh, pūkstens. Sargentīnī kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādētāji. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, Timermans kunga paziņojums nedaudz uh, detalizētāk paskaidrot, jo uh, Pagājuši nedēļ Nīderlandes medijos viņš teica, ka 60% no migrantiem, kas ierodas ES, nav bēgļi, bet ekonomiskie migranti. Tagad Eurostat, IMAO, EASO, Frontex ir runājuši pret šiem Timermana izteikumiem, un Timermans kungs jau nedēļu klusē. Kamēr viņš klusē, viņu vitus visur citē, atkārto viņa vārdus un, protams, protams, ka tas nenāk par labu šai situācijai, un visi pilsoņi kļūst aizvien naidīgāk pret bēgļiem gan Nīderlandē, gan citās valstīs. Vai Franca Timermansa izteikumi par šiem procentiem ir Eiropas komisijas oficiālā nostāja vai nē? Paldies! Nutāl, divi minūtes. Nutāl, kungs, divas minūtes. Thank you. Paldies! Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka migrācijas krīze bija vislielākā atsevišķa katastrofa, kas skār uz Eiropas Savienību visā pastāviešanas vēsturē. Es pat eh, varētu pat apgalvot, ka pat viss Eiropas eh, projekts ir apdraudēts. Un kas ir pārsteidzoši, ka jūsu rīcība eh, tā, um, tā ir izraisījušo problēmu, tad, kad Merkels kundze un Zviedrijas valdība uh, Eh, izdarīja šo kultūras pašnāvību un um, aicināja pie, uz kontinentu ierasties visiem, kam vien ir pases, tad bija visiem skaidrs, kas tad notiks. Skaidrs, ka cilvēki nāks, cilvēki mirs uz jūras, un uh, būs arī migrantu laivas, migrantu plūsmas, dalībvalstis stāsies vienu uh, pret otru, Schengens nolīgums uh, tiek sagrauts, un, un islāma fundamentālistiem tā ir lieliska iespēja izvērst asinspirti mūsu kontinentā, un arī vajadzēs griezties atpakaļ, un tā mēs arī redzējām, ka valsts rīkojās pēdējos mēnešus to darīja gan Vācijas, gan arī Zviedrijas valstība, tagad, valdība. Tagad, um, ir vēl lielāka krīze. Un šī krīze pārsniegs iepriekšējā gada apmērs. Vasarā būs bēgļu plūsmas no tuviem austrumiem, no Āfrikas. Uh, tas pārsniegs visas bībeliskās proporcijas. Un ko tad piedāvā Eiropas Savienība, lai atrisināt šo problēmu? Atbilde ir atkal tas pats - vairāk piekāpšanās, vairāk Eiropas Savienības, vairāk naudas, vairāk um, nožēlojamības ne tikai migrantiem, bet arī visiem pilsoņiem, visiem iedzīvotiem. Mums ir jādara gals šai situācijai. Un atbilde tāda, ka mēs nevaram atkārtot atkal un atkal kļūdas, vajadzētu atjaunot robežu kontroli, kā darīja arī Austrālijas valdība. Uh, Um, pēdējos gados, bet lai apvienotā karaliste um, sasniegtu šo mērķi, mums ir jābalso par to, lai atstātu šo organizāciju, un par to ir jābalso nākamajā referendumā. Paldies! Paldies, Notalkungs! Vai jūs pieņemsiet cilvēku skatīt jautājumu no Denano kunga? Lūdzu. Mikro. Runātājiem ir jāizslēdz mikrofons. Vai jūs uzskatāt, ka mm, mm, migranti pēc mm, Merkeles uzaicinājuma, kas tiek pakļauts un bumbu sprādzieniem, vai jums tiešām šķiet, ka viņam ir nepieciešama šāda atļauja no Merkels kundzes? Lūdzu, no nu tā kungs. Jā, es tiešām domāju, eh, ka tad, kad Angela Merkela teica, ka Vācija pieņems pilnīgi visus, eh, kas var pierādīt savu izcelsmi kā Sīrijas pilsoņi, tāpēc ienā, iebrauca eh, ļoti daudz Sīrijas pilsoņu. Un tagad par 500 eiro Turcijas tirgos var mierīgi nopirkt šīs pases, un ir iespējams pilnīgi jebkuram ir ierasties Vācijā, apgalvoja, ka tas ir sīrietis, parādot um, viltotu pasi, un tas viss apdraud mūsu um, pilsoņus. Jūs redzējāt, kas notika um, Čelnē, un tagad jūs saprotiet, ka tā izskatās šī nelēma, kas ir pārņēmusi mūsu kontinentu. Tālāk pusotras minūtes, Fantānas kungs. Paldies. jau ir pagājuši divi gadi kopš Eiropa risina šo jautājumu. Mēs dzirdām daudz dažādu politiku no Eiropas komisijas, dažādi veidi un pieejas tiek piedāvāts, kā tiek galā ar šo problēmu, bet eh, es no šodienas debats sapratu, ka eh, dominē divi viedokļi, kas ir atšķirīgi. Viens ir tāds ideoloģisks viedoklis, visi saka, lūk, bēgļi, ielieliski cilvēki, mums ir jāsveic viņus visus, jā, jāpiešķir varbūt pat mājokļi. Un faktiski es pat lasīju bēgļu, arī, arī šo te, kādā rakstā, ka divi bēgļi ir ielikti viesnīcas istabā un tiem uzreiz piedāvāja arī kāds apmācības kursus, par to var tikai sapņot Itālijas pilsoņi paši. Varat iedomāties, ka cilvēki ir neizpratnē, dusmīgi, un tas neatrisinās šīs problēmas. Un otrs aspekts nav tādas lielas interesētības, tad, kad desmit tūkstoši bērnu ir kaut kur pazuduši, eh, vai arī, kad cilvēki sāk piedalīties mafijas grupējumu darba, eh, arī pēdējie notikumi Itālijā, kad cilvēki tika arestēti par narkotiku izniecību, ķelnis notikumi. Mm, šķiet, ka kaut kas nav īsti saprast līdz galam šajā Eiropas Savienībā. Varbūt, ka ir kaut kāda interesētība, nenovēs visu līdz galam. Uh, Eh, kādam šķiet, ka šis eh, haoss ir ļoti vajadzīgs, bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Šķiet, ka te ir kaut kāds intereses, kas ir, kurus mēs nesaprotam. Eh, tālāk, Korvin Mike kungs, viena minūte. Paldies. Jā, viņi ir pelnījuši patvērumu, bet pirmajā valstī, kur šie bēgļi ir ieradušies, jo šajā pirmajā valstī vairs bēgļu dzīvību nav apdraudēt. Eh, tomēr viņi eh, dodas tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka kāda blondā kundze no Berlīnas ir piedāvājusi labākus pabalsts. Eh, grūti man piekrist, bet laikam Golniškungam būs taisnība. Varbūt kāds tomēr grib vispār tikt vaļā no visiem Eiropas iedzīvotājiem, tā vietā ievest melnos um, nēģerus un šo vērgu darba spēku no cita kontinenta arī šī te sistēma, kad mēs sādalam attiecīgi šos bērns, e, līdzīgi ir noticis arī citās valstīs, piemēram, pirkstu nospiedumi e, tika ņemti, bet tajā pat laikā desmit tūkstoši bērni ir kaut kur pazuduši. Tālāk, Holmaira ir kundze viena pusotru minūti. On vous écoute, madame. Nu, et maintenant ça va. Tagad, tagad viss darbojas. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, gribēju pie mums sveikt uh, prezidentu, ministru, um, komisāru, Tātad Ernsta skundze jautāja, kas tad Grieķijai ir jādara, nu beidzot jāsadarbojas ar EASA, ar Frontex, ar citām iestādēm, izrādīt pilnīgu reģistrācijas caurskatāmību, beidzot būt gatavai kopīgi ar dalību valstīm piekopt bēgļu politiku un nevis visu laiku tikai domāt, ka viņi ir tā kā tāds caurs siets, caur kur visi iet caur kā tā, tāda tranzīta valstī. Viņiem ir jāpierāda, ka viņi ir gatavi uzņemt uzņemt uh, bēgļus. Un, protams, Grieķija nav vienīgā valsts, kas uzņem bēgļus. Nu, tā būtu šī Eiropas kopība un sadarbība. Un es arī vēl sagaidu, ka mēs esam gatavi domāt nedaudz tālāk, izveidot jaunas zonas, kur izmitināt cilvēkus ārpus Eiropas Savienības, aizsargātas zonas, jo arī ja citas valstis, piemēram, tuvajos austrumos un Āfrikas kontinentā būs gatavs ar mums sadarboties, nu tad varbūt mēs varēsim atrasināt daudz vairāk nekā tikai dažas problēmas un uzņemt tikai šos dažus cilvēkus, kas pie mums ierodas pāri vidus jūrai. Ja mēs vēlamies tādu plašāku koncepciju ar mazāk bēgļiem. Mums ir jāsadarbojas ar Āfrikas kontinentu, nevis jādomā tikai un vienīgi par ES. Paldies! Madam Holmaja. Holmajers kundze. Jūs eh, varat palikt savā vietā, bet ir divas eh, zilās kartas jautājumi. Eh, Grapinī kundze un pēc tam Epšs kundze. Paldies, godami kolēģi. Es ļoti uzmanīgi klausījos padomas teiktajā, arī komisija uzklausīja, ka ir kādi migrāti, kuriem nav tiesības uz patvērumu. Vai jums nešķiet, ka pēc tik ilga laika mums vajadzētu formulēt skaidrus noteikumus, lai valdības zinātu, kā vienavīgi īstenot mm, šos noteikumus, lai mēs skaidri zinātu, kas būtu jādara šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies. Protams, viņi ir ieradušies dēļ vajadzības, dažiem cilvēkiem ir karš, citiem nav naudas un dažādi iemesli viņi ir ierašanās. Es gibt klare Holmēras kundze, jā, ir uh, skaidri un gaiši jānodala. Ir cilvēki, kas humanitāru iemeslu dēļ ierodas pie mums, jo viņi bēg no nāves. Un tie, kas meklē labāku nākotni, tie ir ekonomiskie migranti, bet viņiem ir jāievēro tāpat kā visiem pāriem likumi, kas ir uh, spēkā šajās valstīs. Viņi, protams, nevar baudīt humanitāro tiesību privilēģijas. Jā, ekonomiskie migranti sākumā jāsūta atpakaļ atpakaļ, jo ņemot vērā bēgļu likumdošanu, viņiem nav tiesību ierasties citā valstī. Paldies! Second, so, uh, Ernest, have... Ernstas kundze uzdos otru zilās kartītes jautājumu. Jēcamas, jēcamas. Um, ja, äh, Paldies, äh, Holmējers kundze, runājot par Grieķiju Man ir tāds intriģējošs jautājums. Cik tālu jūs varat piekrist man, ka arī dalību valstīm, nu, tādā lielākā mērogā vajadzētu palīdzēt Grieķijai, uzņemot vairāk bēgļu? Ne, Grieķija jau nav vienīgā, nu, kāpēc jūs neprotestējat pret to, ka Grieķijai viss jāatrisina? Nu, es labprāt dzirdētu no jums atbildi. Manchmal, liebe Dārgā uh, eh, Ernsta skundze, nu dažreiz būtu patiešām labi klausīties manas teiktajā tieši uz to atbildēju savā iepriekšējā runā. Es sagaidu pilnīgu sadarbību no Grieķijas puses, reģistrācijas uh, jomā, eh, izsakojot kontrabandistus un ievērot likumus. Un tā tad es pieminēju arī citas dalību valstis. Uh, Un Grieķijai, protams, arī ir savs ar tavs kopīgajā darbā jāiegulda, sadalot un reģistrējot bēgļus. Sadarbība ir iespējama tikai kopīgiem spēkiem. Paldies! No. Sorry, is... Es atvainojos, ir tikai viena iespēja uzdot jautājumu. Um domnule uh, președinte nu auzim decât declarații alarmiste despre viitorul schengenului. Mēs dzirdējām ļoti satraucošas paziņojums no mūsu līderiem, izteikumi par krīzi, par Schengen. Tas viss mūs satrauc. Tiešām pastāv liela bīstamība, ka mēs varētu zaudēt uh, mūsu veiks, veiksmes stāstu. Mēs varētu zaudēt Schengen zonu, tāpēc ir nepieciešama izšķirīga darbība. Mēs nedrīkstam spēlēt spēlītas, mēs nedrīkstam izmantot nacionālistisku retoriku. Tādā veidā mēs nekad neatradīsim risinājumu. Mums ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī, ir nepieciešams pārskatīt Dublinas sistēmu, kas ir novecojusi, un arī ir nepieciešams eh, arī piemērot Eiropas monitoringa mehānismu, lai uzraudzītu mūsu ārējās robežas, ir jāspēj ātri reaģēt. Un kā jau padomu teica, tad šie plāni ir zināmi tomēr tie tikai iznošanas sākuma posmā, un mums ir nepieciešams stiprināt sadarbību ar Turciju, jo Turcija ir ļoti būtisks partners eh, šai cīņā, un tāpēc eh, kopīgais rīcības plāns ar Turciju ir pilnībā jāizteno, un abām pusēm tas ir jādara, gan Eiropas Savienībai, gan Turcijai. Eiropas Savienība ir jāatbalsta Turciju, un Turcijai ir jāstiprina savi pasākumi, ir jāpārvalda bēgļu plūsmas. Tā abām pusēm ir jārīkojas saskanīgi. Paldies. Um, uh, doam, doamna, doamna Kölmel. Kölmel kungs. Dank, Paldies, priekšsēdētāji Mēs te runājam nevis par tiesiskuma krīzi, bet par politisko krīzi. Tiesības jau ir sagatavotas, tās vienkārši jāpiemēro ar savu uh, viesmīlības kultūru. Vācieši nu tagad ir uh, panākuši to, ka dalību valsts tiek pakļautas spiedienam. Uh, Nu, nav vairs bez 5,12, ir jau tieši 12 Eiropas Savienībai nekavējoties ir jāpierāda, ka tā var darboties, ka tā ir rīcības spējīga, bet mums ir jāveic arī analīze. Mēs runājam par palīdzību. Palīdzība ir brīvprātīga. Uh, un palīdzība ir jāsniedz ilgtspējīgi. Mēs nevaram ne no viena sagaidīt, ka viņš visu laiku palīdz un beigās viņam pašam jau ir nepieciešama palīdzība no citiem. Līdz ar to nevar būt tā, ka vienai valstī ir eh, nu, tāds kā paraugs jārāda citām valstīm. Uh, Un tāda kā mēraugla ir jānovelk priekš citām valstīm. Mums ir jāsaprot, kāda ir uzņemšanas kapacitāte Eiropas Savienībā. Mums ir patiešām jāsaprot, ko katra valsts var izdarīt. Un, protams, šajā darbā ir jāiesaist arī pilsoņi. Viņiem tas ir jāpaskaidro. Nu, nav galīgi tā uh, pieņemami, ka kāds kaut kur augstā tronī sēž un kaut kāds lēmums pieņem, neiesaistot tajā visā pilsoņus. Uh, Un nevar būt tā, ka migrācijas politika kļūst necilvēcīga un partija un tās pārstāvi, kas saka, ka ir jāšauj uz bezpalīdzīgiem bēgļiem, pret viņiem ir jācīnās politiskā ceļā, tas ir jādara kopīgi un tas būs vienkārši izdarāms, jo šai partijai nebūs daudz loģisku argumentu. Paldies! Un kartonaš albastru din partea doamnei Iaconsari. Ir zilās kartītes jautājums no Jakonas Sārī kundzes. Vai jūs pieņemsiet to? Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji, jūs teicāt, ka mums ir jāiesaist arī pilsoņi. Es saprotu, ka pilsoņi ir iesaistīti ļoti labi. Sarganā krusta organizācija visā Eiropā ir organizējusi pilsoņu kustību ir, tiek kārtota arī bēgļu situācija. Kā jūs varat apgalvot, ka pilsoņi nav iesaistīti šādā kontekstā? Pilsoņi ir iesaistījušies, bet valdības līmenī jāpieņem pareiz lēmumu. Dārgā kolēģi, paldies par jūsu jautājumu. Nu, diena ir patiešām ļoti zīmīgi tādā pozitīvā ziņā, cik ļoti daudzi pilsoņi ir aktīvi, kā viņi palīdz bēgļiem, bet mums pilsoņi ir jāiesaista principiāli jautām risināšanā cik daudz cilvēku mēs vēlamies uzņemt mūsu kontinentā un cik mēs varam uzņemt. Nu, šis jautājums ir jāuzdod pilsoņiem. Paldies! Um. Vikstrēms kundze tālāk uz pusotru minūti. Priekšādātāji, paldies! Viņiem mēs dzirdējām par to, ka burtiski bars cilvēku noliņģoja bēgļu bērnu Stokholmas centrā. Tāpat laikā mira 39 cilvēki, to starp um, daudz bērnu, tas viņi gāja bojā tumšajos vidusjūras ūdeņos. Tas, kas notiek visā Eiropā šobrīd, ir vienkārši briesmīgi. Un to visu provocē neatrisinātā migrācijas krīze. Tā joprojām nav atrisināta. Uh, tādā ziņā, ka ir dažas valstis, kas ir uzņēmušas lielu atbildības daļu, un tad ir tādas valsts, kas nav darījuši tikpat kā neko. Mums ir jāsaprot, ka tikai kopīgiem spēkiem varam šo problēmu atrisināt. Tikai kopīgiem spēkiem varam atkal pārņemt kontroli savās rokās pie ārējām robežām, un tikai ar kopēju atbildības uzņemšanos mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kas bū, mēk, bū, bēg no kara, lai nonāktu Eiropā. Mēs nedrīkstam e, samazināt visus iespējamos standartus līdz nulai dalību valstīs un uztaisīt to par sacensību. Nedrīkstam tikai slēgt robežas starp dalību valstīm un nedrīkstam arī sēdēt rokas klēpī salikuši, gaidot, kad kāds cits, kāds cits uzņemties atbildību, tā kā to dara daudzas dalību valstis un ir pēdējais laiks to arī saprast. Eiropai ir jārēģē uz šo krīzi. Tā ir lielākā, vēsturiski lielākā krīze, ko esam piedzīvojuši. Mūsu vecvecāki, mūsu vecāki e, darīja visu, lai apvienotu šo kon kontinentu pēc diviem asiņainiem kariem, un viņi nodeva mums šo kopā turēšanas atbildību tālāk, un neviena valsts nedrīkst izvairīties no savas atbildības. Paldies jums, valsts uzdot Vikstrēmas kundz zilās kartiņas jautājumu, un to valsts uzdot Krasnomirskī kungs. Vai esat gatavs atbild, esat gatavs to atbildēt? atbildēt? Jā, pilnīgi noteikti esmu gatava atbildēt uz juri, jebkuru jautājumu no jebkura kolēģa. Kraslabēskī kungs, lūdzu. Maik, v Polsce respektujemy. Polijā mēs respektējam Zviedrijas valdības pieņemtos lēmumus. Mēs respektējam tos. Zinām, ka jūs vēlējāties atvērt robežas, jūs esat viesmīlīga tauta. Un es saprotu arī šo ļoti grūto lēmumu, kā rezultātā robežas jums nācās slēgt. Bet vai jūs varat tādā gadījumā pieņemt arī suverēnu lēmumu no Polijas vai Čehijas puses līdzīgā vārdā? Priekšsādātāji atbild uz jautājumu. Šis jautājums, protams, ir visai pamatots, un es esmu gatava uzņemties atbaldību par eiropeiskiem risinājumiem, par Eiropas lēmumiem. Uh, Un Zviedrijas robeža ir tieši tāda pat kā Grieķijas robeža vidusjūrā. Mums kopīgiem spēkiem jāuzņems atbildība par robežu aizsardzību. Un tad, kad runājam par atbildību par bēgļiem, tad mums visiem jāatminas, kāda ir mūsu pašu vēsture Eiropā, kā ir mūsu, kāda ir mūsu moderno laiku vēsture. Atcerēsimies Ungāriju, Čehoslovākiju, cilvēkiem bija jābēg un cilvēkus uzņēma kā bēgļus. Polija toreiz uzņēma ļoti daudz ukraiņu, piemēram. Mums ir jāatzīst šis fakts, bet tikai un vienīgi kopīgiem spēkiem spēkiem varēsim uzņemt atbi uzņemties atbildību arī par tiem, kas šobrīd spiest bēgt no Sīrijas, no Eritrejas un citām pasaules daļām, kur šobrīd viņu dzīvība tiek apdraudēta. Paldies tālāk, Bjorkas kundze, pusotru minūtu lūdzu. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, vardarbība pret tiem migrantiem, cilvēkiem, kas nav bal ar baltu ādas krāsu, pieauga To piedzīvojam gan Vācijā, gan Ungārijā, daudzās citās valstīs. Daudzi kaimiņi zina, ka manā pilsētā baidās, nevēlas iet ārā, baidās bērnus ņemt līdzi. Faktiski valda tāda teroristiska atmosfēra. Mēs nezinām, uz ko šie neonacistiskie spēki pat ir spē spējīgi tajā brīdī, kad vēlas izdarīt vardarbību. Kādu valodu ar viņiem runāt, kādu politiku viņiem likt priekšā? Vai nav tā, ka mēs darām kaut ko tādu, kas leģitimizē viņu uzskatu par pasauli kā polarizētu pasauli? Viņi uzskata, ka visi eh, migranti, visi bēgļi ir teroristi. Nu, bet vai tad tā nav? Dānija to apstiprina ar savu lēmumu slēgt robežu, to pašu darīja Zviedrija, tāpat arī citi. Uh, šie bēgļi tiek izsvērti pret katras valsts labklājību, un nu, tad tādā veidā mēs tikai kurinām šo naidu uguni. Mēs šiem neonacistiskajiem ļaudīm burtiski izcērtam taku mežā, lai viņiem būtu pa kurien iet. Tā nedrīkst rīkoties. Mums ir vajadzīgs glābt dzīvības uz vidusjūras ūdeņos. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas uzņem bēgļus. Mums ir vajadzīga tāda koalīcija ar balstīm, kas ir draudzīga pret bēgļiem. Un palīdz šos beigus uzņemt. Mums ir vajadzīgs reformēt pašreizējās politikas. Nav vajadzīga kaut kāda super robežu politika mm, starp Vāciju, Grieķiju un vēl nesko. Mums ir vajadzīgs vienkārši uzlabot pašreizējo kārtību. Paldies, vai esat gatavi atbildēt uz zilās kartītes jautājumu no Jureka kunga? Ja nē, tad labi, tad neko, tad virzamies tālāk, tālāk Lamberts kundze uz vienu minūti. Lielas paldies priekšādātāji! Es arī runāju šobrīd par Sīrijas donoru konferenci, tātad ziedotāju valstu konferenci. 2015. gadā tika pausts aicinājums uh, bet tikai 60% no vajadzīgiem līdzekļiem līdz janvārim tika saņemti. Tam, protams, bija sekas uz to, cik lielā apmērā varēja vai nevarēja nodrošināt pārtiku un citas pirmās nepieciešamības preces eh, bēgļu apmetnē Sīrijā un valstīs ap to. Vairāk kā 60% no bērniem šais apmetnēs, apmetnēm nevar iet skolās, saņemt izglītību. Un vai nav tā, Vai jums tiešām šķiet, eh, kā komisijai un padomē, ka visas dalībvalstis šobrīd dara visu iespējamo, lai palīdzētu šiem cilvēkiem? Te tika runāts arī par atsevišķiem dokumentiem, eh, kas cilvēkiem jāņem līdzi, nu, bet, protams, ka viņi ierodas bez dokumentiem, jo šādās konfliktu valstīs tos nav viegli dabūt. Nu, un tad arī ir šie bezvaltnieki. Nav tā, ka turklāt vēl bērni dzimst pa ceļam un tā tālāk. Kāda ir komisijas un padomas priekšlikums šai ziņā? Kā šo lietu ris risināt? Kā risināt tos, kuriem nav nekādas valsts piedarības? Un ko darīt ar šiem bērniem, kas taču ir visvairāk riskam pakļautā grupa? Paldies! Domnul Lu Lies paldies tālāk Lundgrēns kundz uz vienu minūti. Lundgrēn kungs. Priekšādētāji. Neskatoties uz visiem šiem puķēnajiem vārdiem, ko dzirdam šī parlamenta eh, telpās, mums tomēr beigu beigās jāķers ir arī pie darbiem. Visi šie jautājumi ir jārisina praktiskā kārtā. Bēgļi straumēm vien plūst uz Eiropu un atsevišķām valstīm vienkārši šo cilvēku šobrīd ir par daudz. Uh, Te runājam par atsevišķiem individiem, par bērniem, mazgadīgiem, kas ienāk mūsu valstīs, to arī Zviedrijā. Viens otrs no viņiem nemaz nav tik jauns, eh, kā saka. Ir tādi bēgļu, tādi bēgļu centri un apmetnes, kur, piemēram, meitenes tiek pakļautas vardarbībai, tiek nogalināts, izvarotas 13. Uh, eh, 13-gadīga ehm, meitene ieradās ar 15-gadīgu puisi kopā, piemēram, un viņi visi meloja par savu vecumu. Mēs Zviedrijā, jāsaka, esam nonākuši jau pie, pie galējās robežas, vadis tūlīt lūzīs. Mēs nespējam vairs cīnīties ar visu šo, migra, šo slogu, ko uzliek ieplūstošā migrantu uh, plūsma. Līdz šim pa kopējās politikas ir izgāzušās, un Eiropas iedzīvotājiem tas kļūst ar katru brīdi skaidrāks. Paldies, Lebretonu kungs, tālāk pusotra minūte. Nav, nav. Eiropas bēgļu palīdzības mehānismas Turcijai faktiski ir pilnīgas blēņas. 3 miljārdi eiro tika doti Turcijai, lai tā tad palīdzētu diviem miljardiem eh, bēgļu savā valstī, bet Turcija jau negrasās ievērot šo vienošanos, un tam ir pierādījumi. Prezidents Erdogans 2015. gadā ieradās Strasbūrā un kritizēja Eiropas civilizāciju, sakot, ka lūk, viņi, ka, sakot, ka Turki Francijā, piemēram, nemaz nevēlas integrēties. Nu, bet tad kā tad var gribēt, lai viņi eh, patur šos bēgļus Turcijā, viņi sūta viņus uz Eiropu? Un viņi tikai vēl palielina šo plūsmu ar bēgļiem, kas ierod šo Eiropas Savienību ir ļoti vāja, tāpēc, ka tā ir birokrātiska, tā ir nav dvēseles, tā ir pilnīgi atgriezta no cilvēkiem, un viņi pazaudē šos 3 miljardus eiro, neiegūstot pilnīgi neko pretim. Risinājums ir viens ir jāpārtrauc Schengens līguma darbība, katrai valstī ir jāatrod, eh, jā, jāsargā savas robežas, lai apturētu bēgļu plūsmu, un eh, jāskatās uz Turciju tā, kā, tā, kā tā to ir pelnījusi. Es varu tikai apstiprināt, ka Francija daudz labāk varētu aizsargāt savas intereses, ja tā būtu ārpus Schengens zonas, un ja tāpat būtu ārpus Eiropas Savienības. Mulțumim, domnul. Lies paldies. Tālāk, Papadakis kungs. Vienu minūtu. Paldies! kā lai attaisno visu, kā lai pamato visus tos represiju pasākums, te, kas tiek, piemēram, īstenoti e, Grieķijā. Serīza, serīza valdība e, šķiro tagad ļaudis. Un lēmumi par atpakaļ nosūtīšanu, tie nav vienkārši lēmumi. Kā tad nosūtīt šos cilvēkus atpakaļ uz valsti, kurā norisinās karš, ko savukārt izraisīs pat Eiropas Savienību un kas situācija, un tā tos, šo situāciju vēl tikai sāsina? Eiropas ārējās rībež, robežas uh, netiek aizsargātas. Schengen zonas ietvaros jau tagad norisinās robežu kontrolas. Un, protams, arī elektroniski visi šie dati tiek nosūtīti tālāk. Mēs taču zinām, ka šie cilvēki eh, vēlas sacelties pret imperialismu un eh, visu šo kopējo politiku. Paldies! Nākamais runātājs - Marinesko kungs. Dalību valstīm ir jāievēro Schengens kodeks noteikumi un jāatbalsta kopēja, kopēja pasākumi, piemēram, ar Frontex palīdzību. Un es patiešām ceru, ka visai drīz dot Eiropas robežsardze. Es tāpēc gribētu prasīt, lai komisija rīkos ļoti strauji un izstrādā kopīgus standartus robežu apsardzībai un lai es vēlos, lai tā nāktu klajā, arī ir kopējs, eh, kopēju tiesību aktu šai ziņā. Mums ir jāsamazina šī bēgļu plūsma, un mums ir jāglēb cilvēku dzīvības bet nevaram to darīt vienkārši apturot cilvēkus, um, atstājot viņus konfliktu teritorijās. Turcijai un Ziemeļāfrikai ir vajadzīga mūsu atpalīdzība, ir vajadzīga līdzekļi, lai atbalstītu šīs valstis. Un turklāt pārskatāmā veidā jānotiek arī šo piešķirto līdzekļu izmantošanas kontrolē. Nākamgad piešķiramie līdzekļi, kas vēl, vēl pagaidām nav izmantoti, ir jāda, jāpiešķir ļoti uzmanīgi, jākontrolē un 100% no neizmantojamiem līdzekļiem tieši neparedzamās situācijās arī būtu jāizmanto. Paldies, jums vēl uzdot zil, zilās kartītes jautājumu Magrīdis kungs. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Jā, labi. Magrīdis kungs, lūdzu. Priekšādātē paldies. Skudēties kolēģi. Jūs pašā sākumā teicāt, ka ārējām robežām ir jātop aizsargātām. Mans jautājums pavisam vienkāršs. Kad runājam par Grieķijas robežu ar Turciju, un jūs to ļoti daudz un skaidri teicāt, to teica arī daudz citi šai plenārsēžu zālē, bet vai jūs teiktu tieši to pašu, kad mēs, runā, mēs nonāksim pie brīža, kad Turcija, piemēram, pārkāps gaišu telpas robežu vai, vai um, ienāks Grieķijas ūdeņos, ko darīt tādā gadījumā, vai tā ir Eiropas robeža, jeb nē tomēr? Tāds mans jautājums. Granițele externe ale paldies ārējās robežas. Eiropas ārējās robežas ir jāaizsargā, tām jābūt drošām, vienalga, kas ir šīs robežas otrā pusē. Un tāpēc Turcijas gadījumā, un Grieķijas un Turcijas robežas gadījumā tiek piemērots tieši šis pats princips. Grieķija atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas, un tai ir jāpilda visas prasības, ko prasa, ko tai uzliek Schengenas kodeks. Paldies tālāk Tomā kundzes pusotru minūtu. Yes. Monsieur le vice-président, monsieur priekšsēdā vietniekungs, ministra kungs, mēs atbalstam komisijas iesaisti risinot bēgļu krīzi. Mēs gribam virzīt uz priekšu, risināt patvērumu meklētāju pieprasījums, uzlabot arī robežasardzību, uzlabot sadarbības mehānismus, uzstrādot kopā ar mūsu partneriem. Šeit ir, nu, tam ir arī dažādi likumi un normas. Tagad tas ir jāizteno. No 2016. Um, gada budžets un divi mēneši ir pagājuši un faktiski tas ir budžeta demaršs un nav pietiekami pareizi un ne, ne pārāk um, precīzi tiek izmantota budžeta procedūra un nav nekāda rezultāta, jo īpaši Turcijas sakarā mēs stiprinām Eiropas budžetu. Uh, bet mēs neskaram daudzgad finanšu ietvaru. E, valdību vadītāji ir pietiekami liekulīgi. E, un šajā, šajā parlamentā esošie eirofobi arī vairo šo neauglīgo debati, un mēs gribam, lai šis jautājums tiktu risināts. Katrā padomē tiek delģēta lielāka atbildība. Un mums ir jāņem šī iespēja un jāizmanto šī iespēja pārskatīt daudzgadu finanšu ietvaru. Um, mēs gribam, lai budžets tiktu iztērēts atbildīgi, un šorīt no rīta runāja ar komisāru Moskavīči. Uh, Mēs runājam par to, cik svarīgi ir šie nodokļu jautājumi un kāpēc neparedzēt arī nodokli Eiropas Savienības līmenī. Um, mēs runājam par konkurenci, kas nav pareiza, kas grauj nacionālo budžetu, vai mēs nevarētu papildināt šādā veidā arī Eiropas Savienības budžetu. Um, paldies, tālāk patīgas kundze. Pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai ir um, apdraudējums, tas ir dēļ stabilitātes trūkuma dienvidos un arī Krievijas politikas rezultātā, un šis draudz nāk no austrumiem. Es uh, varētu atbalstīt uh, atbalsta sniegšanu Turcijai, arī mūsu pasākumus dienvidos es atbalstu, arī Frontexu es atbalstu mūsu dienvidu reģionu jautājumu risināšana. Es arī gribētu atbalstīt Franciju pēc um, attiecīgā līguma panta aktivizēšanas. Runājot par austrumu partnerību, Polija ir uzņēmusi apmēram vienu miljonu ekonomisko migrantu tie pārsvarā ekonomiskie migranti, mēs viņus nesūtam atpakaļ, nerapatrijējam, mēs cenšamies eh, dot viņiem darba vietas, arī nodrošināt mājokļus, bet mēs negribētu, lai Polija tiktu stigmatizēta un apvainota šajā parlamentā. Paldies eh, tālāk eh, Intvelds kundze, pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji, jau daudz kas ir pateikts par to, kas būtu jādara, bet varbūt vajadzētu uzdot sev jautājumu, kā vēsture mūs novērtēs ko par mm, šīm debatēm, par šiem notikumiem rakstīs vēstures grāmatās pēc, teiksim, simts gadiem. Droši vien būs rakstīts, ka 2016. gads sākās ļoti pozitīvi. Ja tiešām notika brīnuma lieta, jaungad dienā mēs eh, konstatējam, eh, ka eh, ir Eiropā 507 cilvēki civilizēti, kas ciena sieviešu tiesības visā apjomā. Uh, Bet runājot nopietni, es gribētu teikt Zviedrijas kolēģei, kas ir aizmirsusi, kā vikingi šeit ieradās Eiropā ar vardarbību un izvarošanām. Bet atgriežoties pie vēstures grāmatām, vēsture rakstīs, ka ir konstatēta pilnīga nespēja no lielākās pasaules tautsēmniecības, pilnīga nespēja uh, atrisināt pārvaldāmu problēmu. Jā, tas ir liels izaicinājums, tomēr to visu var atrisināt. Un vēstures grāmatās ir rakstīts par šo lielāko pasaules ekonomiku. Un paraudzīsimies uz šo situāciju ar bērniem. Bērni noslīkst, viņus nozog noziedznieki un sievietes zemdē bērnus plikā laukā, un tāpat laikā lielākā ekonomika sēž un neko nedara. Un tāpat laikā tiek um, tērēts laiks, um, kļāpājot par kaut kādu nacionālo suverenitāti, kas neko nedod. Mums nav vajadzīgs nekāds sarkanās skatīts, nekāda paralēla, um, paralizēšana, vai mēs tiešām gribam ieiet vēsturē kā melnais periods, kā paralīzes periods, vai arī mēs gribam būt pasaules arhitekti, veidot ceļu uz gaišāku nākotni. Paldies! The question with the red curtains, but would you accept them? ir, protams, jautājums dažādās krāsās, bet vai zilo skatīti jūs pieņemsiet, Šaņiekungs? Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, bár osztom e, részben az ön által felsorolt problémákat, e, azonban... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs te uzskaitījāt vairākas problēmas, bet es gribēju uzdot vienkārši jautājumu. Kāds būtu risinājums? Tad, kad mēs runājām par Eiropas Savienības paplašināšanos, visi bija sajūsmā. Tad, kad runā par tālāku integrāciju, nu tad pēkšņi uh, viedokļi sāk atšķirties. Vācija visus gaida atpastām rokām un Ungārija visus noraida. Kāds būtu risinājums? Paldies! You know, it's, it's, it's tā nav augstākā matemātika. Šeit ir ļoti daudz risinājumu, kas jau ir minēti. Arī parlaments ir piedāvājis risinājumus, komisija ir piedāvājis, un pat padome ir pat kaut ko lēmusi par dažiem risinājumiem. Bet būtu ļoti jauki, ja šie lēmumi tiktu arī īstenot. Ja mēs varētu pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu, mūsu rīcībā nav ne gadi, ne gadu desmiti, mums ir jāņem lēmumi tagad. Tas nav ne pa kādiem jauniem priekšlikumiem vai idejām, mēs runājam par rīcību, par to, ka nepieciešams īsteno, īsteno tas, to, kas ir izlemts un pieņemts. Paldies Mar Andersons kundzē, pusotras minūtes. Paldies mēs esam saņēmuši informāciju, ka vairāk kā 10 tūkstoši bērni ir pazuduši. Un Tas ir pierādījums, ka Eiropa šajā humanitārā krīzē netiek galā ar savu uzdevumu. Eiropas Savienības institūcijas uh, ir neko, nav neko uzrādījušas, kā tikai nepārtrauktu cilvēcības trūkumu, ir noslēgušās šīs institūcijas pret krīzi um, pēc um, bēgšanas no karadarbības, no ziemas apstākļiem, bēgļi tiek novietoti piespiedu um, aizturēšanas centros ir nepieciešama politika un reakcija, tomēr dalību valstu rīcība nav apmierinoša. Bēgļi bēg no bumbu sprādzieniem. Šie bēgļi ir jāuzņem ar aptvērtām rokām ar at un tā vietā, lai atgrūstu viņus un viņi iekristu noziedznieku cilvēku tirgotāju nagos ģimenes tiek sagrautas un um, nevainība tiek atņemta. Mazie bērni tiek pārdoti verdzībā vai arī seksuāliem nolūkiem. Organizētās noziedzības infrastruktūra eksploatē šo te krīzi un Eiropas politika neko nedara šai sakara ir nepieciešams nodrošināt drošu patvērumu bēgļiem un patvērumu meklētājiem, un tas ir vienīgais, kā mēs varētu novērst šo traģēdiju. Paldies, Kellers kundze, vienu minūti. Thank you, Mr. Paldies. Ministrs, jūs jau teicāt, ka šis te nerapatriešanas princips ir pamatprincips Eiropas politikā. Es piekrītu. Uh, Jūs eh, savā paziņojumā eh, teicāt, mm, ka Grieķijai vajadzētu atgriezt bēgļus eh, Turcijai, Turcijā noteiktos gadījumos, un tālāk ir iespēja atgriezt no Turcijas uz Sīriju, bet es ceru, ka jūs arī teiksiet to pašu, ko valdība vadītāji, kas piedāvā Grieķijai slēgt robežu, bet faktiski robežu slēgt nevar, mm, jo, jo jūs tad pārkāpjat Ženēvas konvenciju. Un šeit ir jābūt ļoti precīziem, jo, ja tas tā turpinās notikt, tad Eiropa tiešām zaudē savu racionālā pastāvēšanas iemeslu. Šeit ir izaicinājums, kas ir milzīgs, tomēr mēs varam to visu atrisināt. Lūk, vēl viens brīdis, ka mums ir nepieciešama Eiropa daudz vairāk nekā jebkad, un tad mēs varam tikt galā arī ar šo izaicinājumu. Arnot kungs, vienu minūti. Mēs e, esam redzējuši uzbrukumus pret brēļiem, pret bēgļu centriem, e, un mēs esam redzējuši, kā migrantu, migrantu uzbrukumu uz cilvēkiem, piemēram, ķelnē. Kāpēc? E, kreisie apsūdz uzbrukumus uz bēgļiem un labējie otrādi, un kāpēc neviens ne otrs nepiedāvā risinājumu. Vai mums nevajadzētu nosodīt pilnīgi visus noziedzniekus, vai mums nevajadzētu vispārkāpēs nosodīt bez šķirošanas? nosodījums pret vardarbību un nosodīt tādu pašu vardarbību, ko veic uh, antifašisti. Tātad fašisti un antifašisti vardarbību abas nosodam. Un um, Eiropas Savienības principi ir izgāzušies un iebratiem um, šai krīzei. Uh, Un eh, tad, kad 2,5 turku bēgļi un, un miljoniem vēl nāk no citām valstīm, un mēs nespējam to gal, galā, un visas šīs problēmas ir milzīgas, un komisija visas problēmas pilnībā ignorē. Tālāk Rebēga kungs pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji bēgļu krīze ir parādījusi divas lietas. Vispirms nevērība pret ārējām robežām un arī kopējā lēmuma trūkums par iespējamo risinājumu bēgļu krīzē. Eiropas iestādes pirms šiem mēnešiem pieņēmušas ļoti sliktus lēmumus un šodien mēs redzam negatīvas sociālas sekas, to mēs, to izjūtas pirms mūsu sievietes un bērni. Uh, un situācija pasliktinās eh, ar katru dienu. Vispirms, eh, kā var apsargāt um, šīs Schengens robežas, ja ārējā robeža vispār ir vāja? Tas ir jautājums, uz ko atbildēt Eiropas Savienība ir aizmirsusi. Eh, pirms piespiest dalībvalstīm pieņemt šīs bēgļu kvotas Mm, Grieķiju un uh, robežu apsardzību. Acīm redzot, nebija iespējams šīs robežas nosargāt, un tas noved pie mm, domāšanas, pie secinājuma, ka Eiropas Savienībai vajadzēja pieņemt skaidrs atbalsta pasākums dalībvalsti. Mm, mēs nevaram paciest šīs vardarbības aktus no bēgļu puses uh, un pagājušajā gadā mēs viņus uzņēmām Eh, un arī Rumānija, Bulgārija uzņem šos bēgļus, kā mēs varam runāt par solidaritāti. Šīs valsts nav Schengen zona, vai mēs nesaprotam, ka šī situācija novedīs pie civilizācija kolīzijas ļoti lēni, konflikts un cīņa, um, konflikti starp bēgļiem un pilsoņiem palielināsies un plaisa būs milzīga un dziļāka. Eiropas pilsoņiem nav jābūt aizvainotiem, jo viņi piedar pie kristiešu vairākuma. Ko, bet eh, sievietēm jājūtas drošām uz ielām. Nu, paldies. Tālāk šāprāt, kungs, viena minūte. Eh, pēc šīs atvērto durvju politikas, kas ir pašnāvniecība, eh, rodas daudz mm, ilūzijas, ir arī ekonomiskie migranti, un tagad domā visi, kā labot šo kļūdu. Mēs gaidām jaunu ekonomisko brīnumu, bet lielākā uh, daļa šo cilvēku mm, nevarēs piedalīsiet Vācijas eh, darba tirgu, jo nav ne, 80% nav nevajadzīgās prasmes, ne eh, arī mm, izglītība. Šeit atgriezīsies viss kā bumerangs, šeit eh, atgriezīsies vārdarbība. Uh, un mēs nevarēsim izfiltrēt teroristus. Paldies valstīm, kas um, aizsargā mūsu robežas, cenšoties nodrošināt drošību, bet šīs te Schengenas um, vēsture ir Eiropas um, ideja. Mums ir jānodrošina labāku sadarbību un dziļāku sadarbību starp suverēnām nācijām. Paldies, pusotras minūtes, Gabriels kundze. Tas būtu poredien debats. Paldies, priekšsēdētāji! Jau vairāk no mums šeit pieminēja, ka šī ir kārtējā debate par Schengen zonu un par bēgļiem. Jā, tiešām tā ir vēl kārtējā debate, jo šeit runa par pamatvērtībām, tā ir mm, drošības mm, telpa, kas šobrīd tiek apdraudēta arī tiesiskuma tā. Mūsu uzdevums ir cīnīties par Eiropas vērtībām. Uh, Un runājot par šīm vērtībām, ir jārunā arī par rīcību mūsu vārdi jāpārvērš par darbiem. Vispirms runāšu par Schengen. Mēs visi zinām, ka Schengen zona šobrīd tiek apdraudēta. Mēs turpinam uh, sāruna par to, ka ir nepieciešams saglabāt šo Schengen zonu. Kas notiks, ja tā sabruks? Ja nebūs Schengen zonas, tas ļoti nopietni ietekmēs mūsu ekonomikas, mūsu Eiropas integrāciju. Ja mēs kontrolēsim Eiropas Savienības ārējo robežu, mēs arī efektīvi saglabāsim Schengen zonu. Ir vesela rinda valstu, eh, kas eh, īsteno savas saistības, pilda savus pienākumus uz ārējās robežas un arī ir valsts, kas darbojas saskaņā reģistrācijas un atpakaļ izraidīšanas mm, politiku. Piemēram, Bulgārija ir panākusi ļoti pozitīvs rezultāts apkarojot cilvēku izniecību un arī panākusi pozitīvu rezultātu kontrolējot savu ārējo robežu. Tāpēc Bulgārija ir pelnījusi, lai to uzņemtu Schengen zonā. Jā, mums ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm, mums ir arī jāveic īstermiņu pasākumu, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst par galveno uzdevumu. Vaidenhausen kungs, pusotrs minūtes. Paldies! Junkara kungs 9. septembrī runāja par Eiropas Savienības situāciju. Nu, mēs kopš tā brīža zinām, kas ir jādara. Un nākamajās plenārsēdēs mēs aizvien no jauna pievērsāmies šai problemātikai, bet nekas nu, jau nav mainījies. Problēmas ir tikai samilzušas. Tagad tās skar visu savienību, jo pamatos nekas nemainās. Šīs ideoloģiskās plāpas mums. Uh, laupa jebkādu virzienu, dalību valstis kūda pret migrantiem. Es domāju, ka ir gana kaut kam beidzot ir jānotiek, un es ceru, ka Nīderlanda būs pietiekami pragmatiska un tagad prezidentūras laikā patiešām kaut ko izdarīs un pāraus blokādi. Mums ir nepieciešama pietiekami daudz līdzekļu izcelsmes valstīm, mums ir jāpalīdz arī Turcijai, un beidzot ir jāizveido tāda robeža, robežu pārvaldība, kas patiešām ir efektīva un arī eh, sadalīšanai jānotiek solidārā veidā, bet tas var realizēties tikai tad, ja beidzot šie tik ilgi solītie eh, karstie punkti tiks ierīkoti komisāra kungs. Un cilvēki, kas ienāk šeit, viņi ir jāreģistrē. Un tad nenotiks kas tāds, kas ir noticis ar šiem desmit tūkstošiem bērnu, kas ir pazuduši. Nu, un Eiropā to atklāja nesen bērni ir pazuduši. Tādēļ reģistrācija ir ļoti svarīga. Ir jābūt caurskatāmībai, reģistrācijai ir jābūt politiskiem lēmumiem. Paldies! Paldies! Un tagad Stīvensas kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Tas, kurš domā, ka patvēruma meklētāju un laimes meklētāju straumes var apvienot ar mūsu sociālās labklājības modeli, maldās. To apzinās arī Nīderlandes prezidentūra. Patvēruma meklētāji, kas ierodas Grieķijā, un ja jūs vēlaties viņus aizsūtīt ar prāmi atpakaļ uz Turciju, nu viņi pēc tam atkal ierodas mūsu kontinentā. NVA partija. Uh, Bēļģijā atbalsta atpakaļ sūtīšanas politiku. Nu, kā mēs varam turpināt aizsargāt mūsu robežas? Sadarboties ar izcelsmes valstīm vien nepietiek. Nīderlandes prezidentūras priekšlikumā ir īstenībā labas detaļas, kas ļoti lielā mērā sasauc ar mūsu ideju par eh, šīs krīzes risināšanu. Es saprotu, ka ne visi kolēģi ir ar mani vienisprāts. To jau es dzirdēju šodien un pirms tam Daži piedāvā iedot naudu patvērumu meklētājiem un bēgļu nometnēm, Nu jā, tas varētu cenas šajās nometnēs paaugstināt un līdz ar to eh, tādā veidā mēs netieši sponsorētu cilvēku kontrabantistus. Tie, kas atkal atbalsta neierobežotu eh, migrāciju uz Eiropu, piedāvājot eh, šiem cilvēkiem izsniegt turistu vīzas, piedāvā nu pilnīgi utopiju ar perversām blaknēm. Lūdzu, ministru padomē pieņemsim pragmatiskus lēmumus lēmumus. Nu, tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt pilsoņu labā. Paldies, Stīvensas kundze, vai atbildēsiet uz zilo kartiņu? Lāmsdorfa kungs uh, uzdos jautājumu. Lūdzu, Lāmsdorfa kungs. Paldies, Stīvensas kundze. Es piekrītu, ka ir jābūt sistemātiskai pieejai un ir arī pareizi kontrolēt mūsu ārējās robežas, lai mēs varam turpināt uh, paturēt brīvas Schengenas robežas. Bet kā var būt tā, ka jūsu politiskā grupa var teikt, tātad AFD, kas ir jūsu politiskajā grupā Eiropas parlamentā, Vācu delegācija, kā viņi drīkst teikt, ka uh, var izmantot ieročus pret šiem bēgļiem? Viņu skaitā ir arī sievietes un bērni. Nu kā var pieņemt šādus izteikumus? Paldies! Ik vēl... Es teikšu skaidri un gaiši mūsu politiskās grupas vārdā. Mēs pilnībā distancējamies no AFD izteikumiem. Šaut uz cilvēkiem nav pieļaujami. Es domāju, ka izteicos skaidri. Paldies! Um, you still have one more. Ir vēl viens zilās kartītes jautājums, to uzdos Intfelds kundze. Intfelds kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja. Jūs teicāt, ka ir cilvēki, kas uh, atbalsta turistu vīzas bēgļiem un neierobežotu migrāciju patvērumu meklētājiem. Nu, kurš kaut ko tādu ir pieprasījis? Es neko tādu neesmu dzirdējis. Nu, mums vajadzētu varbūt diskusijās pieturēties pie faktiem. Paldies! Atbilde ir kolēģi no konkrētām politiskām grupām, kas runā par šo humanitāro vīzu kā tādu iespējumu legālu migrācijas kanālu, un jūs nedrīkstat to noliegt. Paldies! Mulțumesc, domnul Te... Paldies! Teličkas kungs, 1 minūte un 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji, ministri, komisāri. Ja es Ja mēs atkārtotu, nu, varbūt tagad uh, uzliktu DVD ar iepriekšējām debatēm, nu, tad daudz cilvēku nemaz nepamanītu nekādu atšķirību. Mēs runājam atkal par to pašu, ministrs runā par karstajiem punktiem, nu, varbūt kaut kas nedaudz ir uzlabojis, bet esmu sarunājis ar cilvēkiem, kas tur strādā, un situācija joprojām ir kliedzoša. Un tika runāts par tādu vāju īstenošanu, komisija to minēja, jā, nu tam es varu piekrist, mēs esam pieļāvuši kļūdas, mēs esam piedāvājuši kaut kādus pasākumus eh, nepamatoti, un nu, beidzot ir pienācis laiks rīkoties. Mēs neīstenojam padomes lēmumus, bet tam pašam vajadzētu arī attiekties uz to, ka ja mēs vēlamies vienot Eiropu, jāparūpējas lai neviens nevarētu tā nepārdomāti par kaut ko pļāpāt, nedomājot par konkrētu problēmu risināšanu padomas līmenī. Kas mums ir nepieciešams? Vienota ES. Nevajag vienam otru tikai kaut kam vainot, mums ir jāpārdomā savas politiskās stratēģijas, un šajā dokumentā tiek, runāts, vā, tiek pieminēts vērdu Frontex robeža aizsardzība, bet mums ir jābūt arī uh, pagaidu aizsardzībai, atgriešanas kontrolei un sloga sadalījums un eh, atbildības nasta, tam arī ir jābūt eh, svarīgam principam. Paldies, Guzman, kungs, Guzman kundz, vienu minūtu. Paldies! Jāsaka, ka pēc eh, vairākiem gadiem eh, cilvēki jautās, kā Eiropā kaut ko tādu varēja pastrādāt, kā varēja uzbrukt kara bēgļiem. Cilvēki mūsu pēcnācēji par mums kaunēsies, cilvēki, kas uh, ņem nost mantas bēgļiem un uh, pūš uh, ar aerosolu uz viņu patversmēm dažādas rupjības, ir rasisti, ir arī pat politiķi, kas atļaujas savās runās uzbrukt bēgļiem. Jāsaka, ka vārdarbība ir gan verbāla, gan uh, reāla, fiziska. Mums patiešām ir jāsaprot, ka bēgļi ir tādi paši cilvēki, kā jūs un mēs, un kas notiek Kopenhāgenes ielās, arī tur ir vardarbība, un, nu, mēs tur uh, vērojam tādu pašu fašismu, kas būtu pielīdzināms, uh, ja mēs skraidītu pa ielu. Uh, ar kāškrust rokās. Nākamā runātāja, Valero kundze, jā, uh, um, Avram Apolos kungs ļoti viedi teica, mums ir uh, jāatrod risinājumi uh, cienot mūsu pamatprincipus, bet nu nevienmēr mūsu vārdi saskan ar darbiem. Vērtības tās nesaka, ka mums atkal ir jācer atpakaļ iekšējās robežas, vērtības mūs nemāca uh, apstādināt cilvēkus pie robežām. Mums ir jāievēro patvērumu tiesības. Uh, Ja mēs vēlamies ievērot savas vērtības, tad nevajag tagad domāt, kādēļ kurš ierodas mūsu kontinentā, kādu iemeslu dēļ, un dalību valstīm ir jābūt solidārām, ar to vien nav gana. Ir uh, e, dalība valsts, kas uzņem simtiem tūkstošu patvērumu meklētāju, un citas neuzņem nevienu. Uh, Solidaritātes trūkums galu galā ir novedis pie tā, ka daudzas valsts, tajā skaitā mana dzimtene Zviedrija, ievieš pasākums, kas mums nešķiet simpātiski un apdraud mūsu sabiedrības modeli. Zanīkungs, viena minūte, paldies. Es domāju, ka. Uh, Eh, šī ārkārtas situācija ir atklājusi Eiropas eh, patieso seju - sīkumainība un egoisms. Katrs domā tikai par savām robežām un šī sīkmanība, tā ir patiešām nožēmo, nožēlojama. vienmēr tiek mēģināts aizsargāt kaut kādas tiesības, bet kas notiek Turcijā? Nu, tur neviens neskatās, kādas viņiem ir iekšējās problēmas. Brīsele saka, ka nauda ir jānāk par labu bēgļiem, bet nu, kāpēc jūs domājat, ka tas notiks? Es nedomāju, ka būs tik vienkārši izkontrolēt, kā šī nauda tiek izmantota. Daudz izmisuši cilvēki mēģina uh, nokļūt Eiropā. Es gribētu uzdot jautājumu, nu kurš garantēs, ka tas viss neturpināsies. Nākamnedēļ mēs dosimies uz Turciju, lai paraudzītos, kas tur notiek uz vietas, jo jāsaka, nu situācija ir absolūti neskaidra. Paldies, Alio kundze. Godātie kolēģi! jūsu šī tā Eiropa darbojas, nu, kā pilnīgi tāds izgāzies eksperiments. Nacionālās robežas tika it kā nuņemts, bet tagad pie mazāk aizbildinājuma tās atkal var atjaunot. Uh, Un tad, protams, tam visam seko šī humanā drāma - miljons bēgļu, kas ieradušies Eiropā, vēl trīs būšot klāt. Tad šie visi bojāgājušie vidusjūras ūdeņos, bez vēsts pazudušie. Tas ir pilnīgi eksplozīva situā situācija. Un tāpat laikā Francijā, piemēram, pat e, pieprasījumi tiek izskatīti un apmēram 70% ir ekonomiski rakstura migrantu nebūtu, nav politiski bēgļi. Un tad, lūk, izveidojas tāda kā cīņa starp šiem islabās, islamiskajām valstīm un Eiropas Savienību. Tad 3 miljārdi eiro tiek piedom, piedota kaut kāda palīdzība, kas eh, netiek tērēta vajadzīgajiem mērķiem. Nu, pat revīzijas palāta ir apšaubījusi visas šīs ļoti dārgās un neefektīvās programmas, kas tiek īstenotas migrācijas jomā. Man liekas, ka jādod vārds tautai. Demokrātija nozīmē tautas pārvaldību un tautas vārdā. Paldies tālāk, Epididējus kungs, uz vienu minūti. Η αρχαία ελληνική λέξη πανικός Panikos ir sengrieķu vārds, tas nozīmē paniku, un tas ļoti labi atbilst tam, kas notiek Eiropas Savienībā tieši šobrīd. Sākumā mums bija viena alga, un tagad, kad e, šis e, problemātiskais jautājums ir samielzis, mēs sākām dot naudu Turcijai, uh, Un, nu, kas tur notiek? Viņi tagad var uh, vēl vairāk finansēt savus uh, korumpētos uh, orgānus un uh, parūpēties par to, lai netiktu ielaisti vairāk bēgļi Eiropā. Turcija mēģina tagad šantažēt Eiropas Savienību, lai dabūtu vēl vairāk par 3 miljārdiem eiro. Nu, Turcija jau nav uzticams sarunu partneris. Turcija ir slēguši šo vienošanos, bet te pašā laikā mēģina par katru cēnu izsist savas nacionālās intereses, to īstenošanu. Ja mēs vēlamies kaut ko patiešām panākt, katrs bēglis, kas nelegāli ierodas tur, no Turcijas Grieķijā, nu tad mums ir par to jāsoda. Turcija un šī nauda ir jāatvelk no piešķirtajiem miljardiem. Paldies! Paldies tagad Gāles kundze, paldies! Bevándorló érkezik ma is az Unió területére menedzselhetetlenül. E- Paldies! Jāsaka, ka nu, ir pilnīgi nekontrolējama bēgļu plūsma uh, no Sīrijas uz uh, Eiropas Savienību. Šie cilvēki netiek reģistrēti, karstie punkti nedarbojas. Uh, Jā, solidaritātes netrūks dalību valstu vidū, bet jāņem vērā, ka, ņa, ka, ka šāda milzīga slodze sistēmai ir par smagu. Dalība valsts ir nobijušās, pilsoņi baidās, tūkstošiem cilvēku ierodas katru dienu mūsu kontinentā, tas destabilizē Eiropu. Mūsu pilsoņu drošība un Eiropas Savienības stabilitāte ir politisko lēmumu pieņēmēju svarīgākie postulāti. Es domāju, ka mēs jau kopš vasaras um, varam pārliecināties par to, ka politiķi ir bezspēcīgi. Jāsaka, migrantiem nav tiesību saņemt patvērumu tiesības. Vairums no viņiem ir ekonomiskie bēgļi, jauni vīrieši. Ja mēs runājam par bērniem, tie ir. Uh, um, pusauģi puiši no 14 līdz 18 gadiem. Eiropai ir jātiek ar to galā, citādi būs liels problēmas. Un tas ir arī tehnisks dabas jautājums. Tikai stabila Eiropa var būt solidāra, var piedāvāt palīdzību tiem, kam tā pat tiešām ir nepieciešama un kam patiešām ir tiesības uz patvērumu. Pusotra minūte tagad Flekenštaina kungam lūdzu. Priekšsēdētāji. Nu, negribu jūs ilgi aizkavēt šajās intriģējošajās debatēs. Jāsaka, ka nu, 10% deputāti varbūt ir šajā zālē. Pirmās rindas ir galīgi tukšas, Un jāsaka, ka 91% īstenībā labprātāk strādā savos birojos, nevis sesto reizi klausās vienu un to pašu. Es pats īstenībā negribu savu runu tagad lasīt, jo man vairs nav nekā jaunu, ko teikt, un man nav nekādas patikas teikt padomē, kas tai ir jādara, kad beidzot dalību valstīm ir jāvienojas. Un komisāra kungs, nu es gandrīz vairs negribu jūsos klausīties, kad jūs stāstāt, cik labi visi esam strādājuši un ka, kas nav labi strādājis. Nu, tas tas ir neizturami cilvēkiem, kas to skatās internetā. Nu, ja kāds to vispār tagad dara, un tas ir neizturami arī deputātiem, mums kopīgi vajadzētu palauzīt galvas, ka ar tiem uh, pasākumiem, ko daļēji piedāvāja. Verhofstāta kungs varētu izdarīt zināmu spiedienu, nu, un lūdzu neustveriet to personiski, un, bet, nu, tam visam nav nekādas jēgas. Tas bija viss, ko es gribēju jums pateikt 72 sekundēs. Paldies! Un tagad uh, Hala Ahu kundze. Kungs, paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, jāsaka, gan. Ka daudzi bēgļi tagad uh, neizmanto vairāk uh, rietumu vidusjūras ceļu, bet austrumu vidusjūras ceļu ļoti daudz cilvēki tagad ir nonākuši Grieķijā, bet uh, pārdalīšanas mehānisms nestrādā un tas negūs panākums. Jāsaka, ka attīstība nav ilgtspējīga. Vācija, piemēram, domā iztērēt šī un nākamā gada laikā 50 miljārdus eiro bēgļiem. Uh, tūkstošiem, simtiem tūkstošu jaunu vīlušos um, enerģisku bēgļu vīriešu, kas uh, tagad ir ieradušies Zviedrijā, Vācijā un citās valstīs. Mēs nevaram viņiem piedāvāt ne darba vietas, ne normālu pajumti. Jāsaka, ka šīs krīzes sekas būs briesmīgas. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem un jāsaka, ka mēs nevaram atrisināt krīzi uzņemot šos cilvēkus pie mums. Vienalga, cik mēs uzņemsim, miljoni ieradīsies no eh, tuvējiem austrumiem un Āfrikas. Mums jādomā par sistemātisku šo cilvēku sūtīšanu atpakaļ vismaz no Balkāniem šie cilvēki ir jāsūta atpakaļ uz nometnēm, jāreģistrē viņu un visi iesniegumi jāizskata tur. Ja šie cilvēki ieradīsies Eiropā, viņi paliks tāpat neistoties to, vai viņiem piešķirs starptautiska aizsardzība vai nē. Nu, šī patvēruma meklēšanas uh, iepirkšana ir jābeidz un ir jāatsaka cilvēkiem. Uh, um, arī uh, patvērums, tad, ja viņi ierodas caur citu dalību valstu. Paldies! Minūte 30. Desarnais skundas uz pusotru minūti. Paldies priekšādātāji! Eiropas iestādām gribu teikt, lūk, to pašu arī komisijām un padomē. Pirms uh, pāris dienām uh, tika pausti dažādi aizskaroši vārdi attiecībā uz Grieķiju, un tā nebija labas politikas pazīmes Nu, protams, ka jūs vēlaties saglābt Schengenas zonu un tā tālāk, un tāpēc uh, Grieķijas robeža ir arī Eiropas eh, robeža un tam līdzīgi, bet ir jābūt solidaritātei. Gal galā es biju Lesbas salā sestdien, svētdien, un es ļoti labi redzēju, cik milzīgu darbu veic robeža apsardzes dienesti tur. Es redzēju Grieķu kuģus, vairāk Grieķu kuģu nekā Frontex kuģu tur bija. Es redzēju to milzīgo darbu, ko viņi veic, lai uzņemtu bēgļus traumas, kas ierodas no jūras. Es apmeklēju arī šos hotspots izmantot, jeb krīzes punktus, kas ir galvenā, galvenais uzņem, uzņemšanas punkts šobrīd. Šo, tajā dienā viņiem bija 700 cilvēki, kas ieradās. Man, tā tas turpinās no dienas uz dienu. Viņi tiešām ir pārslogoti, un tāpēc Frontex vajadzētu darīt vēl krietni vairāk. Uh, Viņi, šie cilvēki tiek kontrolēti, reģistrēti, viņi tiek noftografēti, darbs ir, tiek paveikts. Un tāpēc, lūdzu, būsim solidāri ar Grieķiju. Tad, kad mēs pieņemam lēmumus, tad, manuprāt, pirmais, pirmām kārtām vajadzētu pieņemt lēmumu, pieprasīt no Turcijas, lai tā izbeidz savus kriminālos elementus, sūtīt kopā ar bēgļiem šurp 3000 eiro uz cilvēku eh, maksā šādu cilvēku pārvešanu. Un vai tas nav ārprāts, kādas summas pelna šie kontrabandisti, šie noziedzīgie? elementi no Turcijas, un e, mēs nedrīkstam to finansēt. Tam ir jāpieliek punkts. Liels paldies! Din partea doamnei James. Vai vēlties uzklausīt zilās kartiņas jautājumu no Džeimsas kundzes? Jā, lūdzu. Džeims kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Es nu pat dzirdēju lūgumu, nu gandrīz vai prasību, ka Turcijai vajadzētu darīt daudz vairāk. Vai gūtā tā deputāta, kas nāca klajā šo paziņojumu, vai tagad viņa saka, ka mums vajadzētu pātrināt Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā ar visām tām problēmām, ko šāda līdzdalība ES ekonomiskā savienībā nestu līdz? Man liekas, tas tāds visai dīvains apgalvojums, ja tā es drīkstu izteikties. Lūdzu, jums vārds Desarnēs kundze, paldies par šo jautājumu, godātā kolēģi. Jāsaka jums godīgi, ka es joprojām esmu pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka tā būtu kļūda mums, mums vajadzētu vispirmām kārtām pārdomāt, bet es katrā ziņā nevēlos pilnīgi noteikti, lai Turcija iestātos Eiropas Savienībā. Otrām kārtām es uzskatu, ka mums ar Turciju ir jāveido tādas, nu, pārliecinošākas atņa, attiecības no spēka pozīcijām. Uh, Un otram kārtām es gribu teikt, jā, mums jāpaprasa, lai Turcija cīnās pret šiem saviem noziedzniekiem, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu, un šie 3 miljardi, kas Turcija tika piešķirti, es domāju, ka viņiem ar to vajadzēja jau sen panākt to, ka bēgļi vairs nelikumīgā kārtā pie ES robežām neierodas. Paldies tālāk, Veržjā kundze, uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! kārtējās debates, kārtējā izgāšanās, kārtējā krīze. Mums nav Eiropas Savienības uh, risinājumu šai humanajai krīzai, kas tiek izspēlēta pie mūsu robežām. Nu, jau vairāk kā pusotrs gads ir pagājis, kopš šo krīzi izjūtam uz savas ādas, un tā ir ļoti spēcīga krīze. 400 cilvēku uh, katru dienu tiek uzņemti, un ne, tie netiek tālāk nekur aizsūtīti. Mēs uzbrukam Grieķiem, bet kur tad ir solidaritāte? Mēs maksājam viņiem mazāk, astoņreiz mazāk nekā kā, piemēram, Vācijā tiek maksāts par bēgļiem. Un tad mēs e, vēlamies, lai viņi strādā kā robežsargi attiecībā uz visu Eiropas Savienību, un neviens arī nedomā par to, kā, kas notiek ar šīm bēgļu plūsmām Austruma Eiropā 2015. gadā. Turcijai, protams, jāuzņems atbildība sargājot savas robežas un par to mums arī vajadzētu uzdot jautājumus. Turklāt vajadzētu domāt arī par to, kā te tiek tērēt ES līdzekļi. Revīzijas palāta nesen publicēja ziņojumu un vajadzētu to izpētīt sīkāk. Un beigu beigās, kāds tad ir Eiropola attiecība, um, rīcība attiecībā uz šiem desmit tūkstošu pazudušajiem bērniem? Paldies! Tālāk Eva Žolī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Četras šīs debatas eh, tēmas eh, varētu rezumēt to visu kā Eiropas Savienības morālo bankrotu. Eh, tā ir Eiropas Savienība, kas neko nevar teikt tad, kad tās dalībvalstis ignorē gan Eiropas tekstus, gan arī fundamentālās tiesības. Tā ir Eiropas Savienība, kas ļauj Dānijai pieļaut migrantu īpašam konfiskāciju kvalifikāciju, eh, kas ir uzņēmusi arī Orbanu un kas atbalsta arī Nīderlandes prezidentūras projektu attiecīgi veikt apmaiņu un tirkoties tām valstīm, kas nerespektē eh, cilvēktiesības eh, tādā veidā, cenšoties kriminalizēt arī savus pilsoņus un apsūdzēt arī mm, ne, sadarbojoties ar tiem cilvēkiem, kas um, piespriež nāves sodu bēgļiem. Tā ir Eiropas Savienība, kas eh, paralēli eh, Grieķijai mm, nesniedz reālu atbalstu, arī tāda, kas nomelno Vāciju eh, par tās rīcību. Un tā ir tiešām, komisija ir pilnīgi kurla un neuzklausa Eiropa parlamenta prasības. Tas ir morālais bankrots, man nav citu vārdu, es nekā citādi nevaru aprakstīt to, kas šobrīd notiek. Uh, Vai jūs, Čulīkuns, esat gatavi atbildēt uz zilās kartītes jautājumus no Bonano kunga? Jā? Ja? Lūdzu, Bonano kungs, tad jums vārds. Klausījos jūsos kolēģi, un man ir jautājums. Jautājums, ko es labprāt uzdot arī citiem runātajiem. Cik daudz bēgļu esat uzņēmusi savā mājā? La France. Francija ir pildījusi savu daļu bēgļu uzņemšanas plānā un šķiet ir uzņēmuši apmēram 160 tūkstošus bēgļu. Un tie tātad 106 tūkstoši beļu tika sadalīti mm, Eiropas Savienībā, 62 tūkstoši uzņēma e, Francija, Norvēģija absolūti uzņem 10 tūkstoši un tagad ir samazinājusi šo kvotu uz 7 tūkstošiem. Uzņēmusi 21 sīrieti. Un atcerēsimies, ka tā taču ir viena no bagātākajām valstīm. Um. Domnul Anemans. Paldies tālāk, Anemans kungs, uz vienu minūti. Nu este. Jo Baten kungu no zālē. Jā, kolēģis, ik vien. Dārgie kolēģi, nu atkal mēs te vispār neskatāmies realitātei acīs. Nu, Šengena ir mīrusi samierinieties ar to. Pilsoņi mūs vairs neatbalsta, tāpat neviens neatbalsta šo trako plānu Turciju uzņemt Eiropas Savienībā. Tā ir valsts, kas sākās kā sekulāra valsts, bet tagad viņi pamazām slīda islāma režīma virzienā. Un viņi arī veids dažādas darījumus ar ISIS, cilvēku tiesības netiek ievērotas, un Turcija mūs šantažē ar šo nelegālo bēgļu straumi. Es domāju, domāju, ka nu, ir pienācis īstais brīdis šo trako Eiropas Savienības plānu uh, uz, padarīt par nebijušu, jo nu, jūs esat pilnīgi traki, jo jūs vēlaties to īstenot. Paldies. Uh, Olbrich. doamna wimberg un minut. Tālāk Vinbergas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātā pateicos. 3 miljārdi eiro prasa Turcija, lai finansētu bēgļu uzņemšanu šai valstī. Un lai īstenotu krasta apsardzi. Man liekas, ka tur pat summas nedzās līdz 5 miljārdiem. Bet tad pirmo, pirmām kārtām, kā tad Eiropas Savienība nāk, kur tā ņem šos, šo milzīgo naudas summu? 500 miljonus uh, Ehm, piedāvājies no sava budžeta pārējais jādod dalībvalstīm no sava IKP. Mana valsts jau ir uzņēmusi vairāk kā 200 tūkstošu patvērumu meklētāju, un tad iznāk mums būs jāizņemas līdzekļi, lai finansētu visu šo masveidu plūsmu. Un tagad mums būs jāmaksā 900 miljonu zviedru kronu valstī, tādai valstī kā Turcija. Turcija, tiek teiks, esot tranzītu valsts, un tu, ļoti retais tur migrants vēlas tur palikt. Nu tad kāpēc mums šķiet, ka ar Eiropas Savienības līdzekļiem mēs pēkšņi šo te spiedienu, šo situāciju varēsim mainīt, un viņi vairs ne, nekuģos pa vidusjūru? Nu, pastīsimies uz janvāru vien, jo projām eh, cilvēki turpin ierasties no trun, Turcijas tikpat daudz, cik iepriekšējos māčos. Kas tad notiek visām šīm robežu apsardzes patruļām? Paldies, vai esat gatavi atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu no Štuberkunga? Jā, lūdzu. Štuberkungs. Jā, voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, gribētu pavaicāt Vimbergas kundzei, vai viņai nešķiet seriālistiski te runāt par uh, vardarbību pret patvērumu meklētājiem, kad viņas pašas dzimtenē ir bijuši tūkstošiem incidentu, kad pat kopējiem patvērumu centros ir uzbrukuši bēgļi. Uh, ir cilvēki arī e, jauni, bē, jauns bē, patvēru meklētājs pat nodūra vienu e, māsiņu. Un, nu, tas notika jūsu valstī, lūdzu, ko jūs varat teikt? Jo, det är väldigt märkligt. Och jag... Jā, jā, tiešām visai dīvaini. Nu, pirmām kārtām jāsaka, es nosūtu jebkādu veidu rasismu, vardarbību, slepkavošanu. Mēs zinām, ka pirms divām nedēļām kāda jauna sieviete tika nogalināta mājās, savās mājās, to izdarīja mazgadīgie, un e, bija cilvēkam centrā nācās slēpties, lai izvairītos no vardarbības. Mēs redzam, kas notiek, tās bailes, kas valda uz ielām. Mēs runājam par tādu kā baiļu vīrusu, meitenēm bailes doties ielās, viņam bailiet uz peldbaseinu. baseinu Nu, kāpēc par to vispār netiek runāts, es nesaprotu. Liels paldies, tālāk Vojkta kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, kādēļ jūs mēģināt mūs tagad apmānīt? Uh, Jāsaka, ka šie krīžu centri nedarbojas, atpakaļ sūtīšana nedarbojas, ārējo robežu, aizsardzība Schengena, Dublina, tas viss ir cietis neveiksmi. Bēgļu turēšana Turcijā arī neveiksme, naudiņas dāvināšana Turcijai neveiksme, pārdalīšanas um, parēmijas, kopīgā patvēruma politika, visas tās ir neveiksmes. Un kreisie te mums stāsta stāsta par kopienas, par vērtību kopienas saglabāšanu. Uh, Nu, bet eh, kāds varētu arī kaut ko palūgt no bēgļiem un patvērumu meklētājiem, vai viņi visu drīkst? Nu, ķēlnē mēs redzējām, kas tur notika. Viņi uzbruk sievietēm, viņi apgrābsta sievietes, viņi izvaro, viņi posta, viņi zog. Ja, mēs, eh, ja viņi neievaro mūsu kopīgās vērtības, nu, tad viņi nav pelnījuši integrāciju, viņi ir jāsūta ārā no Eiropas vislabāk pa to pašu ceļu, pa kuru viņi šeit ir ieradušies. Paldies! Domnul Olb, Olbricht. Paldies, paldies, un tālāk Olbrikta kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. Mikro. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Priekšādātāji, dāmas un kungi. Tas, kādā veidā cenšamies risināt šo krīzes situāciju, ietekmēs mūsu nākotni un tas ietekmēs arī Eiropas Savienības pašu pastāvēšanas būtību. Eiropas Savienības efektivitāte ir tajā, ka tā spēj izmantot kopējus pasākumus, kopējus līdzekļus. Eiropas parlaments ļoti uzmanīgi sako līdzi visiem izveidotajiem mehānismiem to darbībai, kas paredzētu, lai atbalstītu Turciju. Un te nu gribētu prezidentūrai uzdot šādu jautājumu. Ko prezidentūra domā par šo mehānismu? un kādā veidā dalība valsts dod savu ieguldījumu tā stiprināšanā. Kā šis mehānisms ietekmē budžeta integritāti, vienotību? Un kas notiek ar papildu instrumentiem? Mēs piedalījāmies konferencē par budžetu jautājumu un domāju šai kontekstā mums vajadzētu domāt par arī jauniem instrumentiem, kas ļautu grozīt Eiropas Savienības budžeta struktūru kā tādu. Un par to jādomā jau šobrīd, jo nākotnē, jāsaka, mēs varam sastapties ar līdzīgu veidu grūtām situācijām. Mums ir jābūt tām gataviem. Mums ir jābūt gataviem ļoti sarežģītiem laikiem, sarežģītai ērai. Tātad Kā, ko jūs domājat par šo Turcijas atbalsta mehānismu? Paldies. Jums vēl uzdot zilās kartiņas jautājumu. Eferiģis kungs, vai esat gatavs uz to atbildēt? Liels paldies! Jūs minējāt maksājumus, kas veikti Turcijai. Vai jūs man nepiekristu tajā, ka situācija Turcijā faktiski ir ES vājuma pazīme, un tā ir ES nespēja izrisināt šo konteksta krīzi. Tā rezultātā uh, mēs mēģinam piekukuļot Turciju, lai tā dara uh, savā teritorijā to, ko mēs pie sevis nevaram vairs izdarīt. Atbilde. Jūs savā jautājumā iekļāvāt tādu kā apsūdzību. Un es domāju, ka šobrīd ļoti grūti pateikt, kāda ir motivācija. Nu, ir skaidrs, ka Turcija izmanto, savu situā izmanto šo situāciju, lai mm, skatītos uz savām interesēm. Bet mūsu interesēs savukārt ir tas, lai mūsu pilsoņi tiktu aizstāvēti. Un tāpēc mums ir vajadzīgs tāds mehānisms, kas būtu godīgs, pārskatāms efektīvs. Es saprotu, ka situācija ir sarežģīta un, protams, ka mums jāsaprot, ka Turcija arī raugās uz iespēju aizstāvēt sa savas intereses. Paldies, nākamais runātājs Nīdermiller kungs uz pusotru minūti. Paldies, jāsaka, ka Šengenas e, vienošanās ļoti labi norāda, ka Eiropai ir eh, jābeidz būt egoistiskai. Tā nav Eiropa, ko raksturo eh, robežas, bet vienotība. Schengen ir apdraudēta. Mēs te nerunājam par bēgļiem, mēs runājam, ka nacionālisms un norobežošanās Eiropā atkal izplatās tie, kas šodien uh, Eh, tik augstu vicināja nacionālos karogus, vēlas eh, atkal atdzīvināt mūsu bēdīgo vēsturi. Mēs nedrīkstam to pieļaut, mēs nedrīkstam, ka politiskās partijas mums uzspiež savu gribu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī bēgļu politika tiek eh, padarīta par ķīlnieci. Uh, robežas mūs nepasargās no teroristiem. Tam ir nepieciešami citi instrumenti, ir jābūt labākai Eiropas sadarbībai. Protams, pilsoņu drošība ir aktuāla, bet mēs nevaram upurēt savu brīvību šī altāra. Uh, robežu uh, atgriešana, Schengenas uh, iznīcināšana, tās būtu Eiropas idejas beigas, varbūt, ka dažas valdības Eiropā par to priecātos, bet, nu, cik ilgi? Mēs te nedrīkstam pieļaut šādu nemitīgu valdību sacensību. Mums ir jābūt vienotiem un brīviem. Paldies! Mulțumesc! Makovais kundze tālāk lūdzu. Aproximatīvi. Liels paldies! Turcija ir uzņēmusi apmēram 2 miljonus bēgļu, un tā ir vajadzīgs atbalsts, lai šo, šīs bēgļu plūsmas pārvaldītu, bet 3 miljārdi eiro, kas domāti bēgļu uzņemšanas iekārtu veidošanai, ietver arī ieguldījums no dalībvalstu puses. Un, manuprāt, tāpēc ir, būtu labi pieņemt šādu mehānismu, jo Eiropas Savienība taču ir galvenā ziedotāja, ziedotāja puse, lai krīze atrasinātu, bet ir vajadzīgi arī cita veida risinājumi, ne nu tikai finansiālie risinājumi, jo krīze turpinās sāsināties turpmākajos mēnešos. Piedzīvojam konfliktus, no kuriem šie bēgļi bēg, un tieši tāpēc konflikti jānovērš ar kopēju rīcību. Mums ir vajadzīga laba sadarbība ar Turciju, bet, protams, arī pārskatība, pārskat, caurskatāmība līdzekļu tērēšanā. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt jums par šo tolerances paradoksu, jeb iecietības paradoksu. Tiek teikts, lūk, ka iecietīga sabiedrība var būt toleranta pret neiecietīgu kultūru, bet tādā gadījumā tā riskē ar iznīcības draudiem. Paldies, vai jums vēl uzdod vēl skatīts jautājumu Jakovčič kungs. Vai, vai esat gatavi uz to atbildēt? Jā. Lūdzu, Jakovčič kungs. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies jums, Makavejas kundze, par to, ka piekritāt atbildēt uz manu zilās kartītes jautājumu. Es ļoti uzmanīgi klausījos tajā, kas jums bija sakāms, un jūs runājat par nepieciešamību palīdzēt Turcijai. Kings Abdul šodien paziņoja, ka Jordānija vairs nebūs spējīga uzņemt bēgļus. Libānā ir apmetušies vairāk par miljonu bēgļu, Jordānijā 200 tūkstošu bēgļu. Vai tiešām jums šķiet, ka tad, kad mēs, mums nevajadzētu runāt arī par šīm valstīm un palīdzēt arī šīm valstīm un palīdzēt ne tikai Turcijai un vajadzētu šeit caukt tā apvienotās nācijas, lai tās kontrolē situāciju? Paldies! Priekšsēdētāji, es gribētu iebilst, kā jūs vadāt šo sēdi. Ja, mm, Man, man visu laiku ir jāpiesaka zilās kartītes jautājums, un jūs skatāties demonstratīvi uz citu pusi. Man ir skaļi jākliedz, man kaut kas ir jādara. Nu, lūdzu, paskaidrojiet, kā man rīkoties. Paldies. Um, Sunt și colegii mei. Godātie kolēģi, Nu, acīm redzot, uz jums nepaskatījās tieši tajā brīsniņā, kad jūs veicinājāt roku, bet, nu, ja jūs tagad sakat, ka vēlat uzdoties, vēlaties uzdot zilās kartiņas jautājumu, tad mēs turpināsim e, pievērst jums uzmanību un atvainojamies, ja nepamanījām jūs iepriekš. Vēl viens zilās kartiņas jautājums Makavejs kundzei, fun, deputāta Funtulis. Priekšādātāji. Saka deputāts Funtulis. Tas nav zilās kartiņas jautājums, bet vēlos eh, vērst jūsu uzmanību, kas varbūt paslīdēs jūsu uzmanībai garām. Pirms pāris minūtēm šeit eh, deputāte vil, bija uzvilkusi mm, krekliņu ar nosaukumu antifašistiska darbība. Tas tagad ir parādījies Twitterī, parādījies plašsaziņas līdzekļos, bet vai tad tas ir atļauts Eiropas parlamentā? Uh, tad jau es arī te varētu ar nezinu kādiem uzrakstiem, piemēram, valkāt eh, te eh, krekliņus. Jā, es ņemu vērā to, ko jūs tagad man teicāt, bet mēs tagad dosim vārdu Makavejas kundzei, lai viņi varētu atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, un pēc tam apspriedīsim jūsu minēto. Bet lūdzu, Makavejas kundze, jā, man atbild ir pavisam vienkārši, mums ir jāsadarbojas ar visām valstīm, kas ir uzņēmušas bēgļus, un jāizveido, protams, kopēji interešu punkti, respektīvi kopējās interesēs ir neuzņemt pilnīgi visus šeit Eiropas Savienībā, bet gan drīzāk, drīzāk šos cilvēkus kaut, tā, kaut kādā veidā sadalīt, nosūtīt uz Arābu valstīm. Daži no viņiem, piemēram, eh, varētu tur justies pavisam droši. Paldies, tālāk Juzmenovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, kungs kopējā patvērums sistēma un arī Ženēvas konvencija, kas ir pieņemta 1951. gadā, nosaka, ka gadījumā, ja kāds ir nelegāli šķērsojis robežu, tad šo personu nekavējoties aizved pie kompetentās iestādes, bet, eh, diemžēl, šie bēgļi nevienmēr ierodās pie kompetentās iestādes, viņi bēg, bēguļo un riskē savu dzīvību. Tas nozīmē, uh, ka mums ir jāsako rūpīgi šai procedūrai, ka visas lietas jānokārto pirmajā dalībvalstī. Tomēr bēgļi nevēlas kārtot visu šīs procedūras pirmajā iebraukšanas valstī Eiropas Savienībā. No otras puses, um, arī dalībvalstīm, kas ir pie robežas, um, nespēja tikt galā ar, ar šo izaicinājumu. Ļoti grūti šis uzdevums sakārtot, izfiltrēt bēgļu plūsmas patvērumu meklētāji meklē ceļus, pārvietojas naktī, neizmanto mm, parastos mm, ceļus, un tāpēc ļoti grūti ir runāt par šo nerepatriešanas principu. Uzņemšanas mm, principi saskaņā ar Dublins regulu, kā arī pārvietošanas sistēma nav adekvāta, tas nav nedarbojas, ja mēs neizveidosim kopējo sistēmu, kur būs godīga pārvietošanas schēma. Tad, Paldies. Tālāk, Džigorgio kungs, vienu minūtu. Traģikī. Paldies. Es eh, uzskatu, ka tas ir ļoti bēdīgi, ka mēs atkārtojam atkal un atkal vienu to pašu diskusiju katru mēnesi. Uh, un mēs nepiedāvājam neko eh, reālu, nekāds konkrēts priekšlikums, mēs nedzirdam ne no komisijas, ne no dalībvalstīm, ne no apvienotām nācijām. Šķiet, ka šīdienas, šīdienas diskusija ir tas pats, kas iepriekšējās reizēs. Un ir jau beidzot pavasaris iestājies un jau gads ir pagājis, eh, un atkal ir simtiem cilvēku, kas ir miruši. Uh, Uh, šeit Turcija ir ļoti svarīgs uzdevums, uh, un kā ir ar um, naudas piešķiršanu, un, un arī Libāna ir uzņēmusi bēgļus 20% apjomā no savu iedzīvotāju skaita. Uh, un pie viņiem dzīvo 0,1% no Eiropas iedzīvotāju skaita. Kāda loma ir šīm valstīm? Kas notiek Sīrijā? Kāpēc tur tiek um, tirgoti ieroči? Un mums ir jāsaprot nu, šī lieta dziļāk. Ir pienācis uh, laiks, kāpēc uh, tu, tūkstošiem bojā gājušu dzīvību joprojām mūsu rīcībā nav nekāda rīcības plāna. Tālāk, Kortesona kungs. Paldies. Um, es Arī e, esmu vīlies, es neesmu apmierināts ar to, ko redzu, kas notiek Eiropā. Un ir vienāds laiks ieskatīties e, realitātē. Mani tiešām uztrauc statistika. E, arī bojāgājušo skaits vidusjūras reģionā aizvien pieaug. Mēs dzirdējām šo situāciju no komisijas, tas mums ļoti uztrauc. Arī Eiropas institūcija darbs ir tas, kas man uztrauc, tās ir paralizētas, arī dalībvalsts nepilda savas saistības. Mums ir šobrīd ļoti nopietna situācija, un viena lieta, ko es gribētu šeit pieprasīt, ir mm, mm, tas lūgums pēc uh, humānas attieksmes, arī humānā karta, uh, harta, cilvēktiesība harta ir jārespektē. Tas attiec ne tikai uz Dāniju un Poliju, bet arī uz citām valstīm. Visām dalību valstīm ir jāpilda savi pienākumi, savi uzdāmi. Uh, Šī ir ārkārtas situācija. Un neviens nav izpildījis pilnībā savus saistības. Piemēram, Spānija ir uzņēmusi tikai 18 cilvēks. Džeims Skundze, divas minūtes, tā nākamā runātāja. Eiropas Savienības pilsonis, pase, dzīvesveids, tas ir tas, pēc kā tiec cilvēki. Uh, bet, eh, lai šos mērķus panāktu, cilvēkiem jāiziet ar daudzām procedūrām. Tā tas nevar turpināties. Merkels kundze ir um, uzsākusi šo kustību apdraudot dalību valstu pilsoņu drošību, sociālo kohēziju un ekonomisko labs, labklājību. Schengen un Frontex nav spējīgi tikt galā ar šo nenormālo spiedienu no migrantu puses reaktīvā Eiropas Savienība, attiecīgi rēģējuša politika vienkārši nedarbojas, to mēs redzam atkal un atkal kārtījo reizi, un esam to iztirzājuši daudzās plēvērsēdē. Ir nepieciešama radikāla rīcība un jāizdara ļoti sarežģīta izvēle tuvākā prioritāte ir um, šī burkāna, šī stimula noņemšana. Šeit pātaga pat nav nepieciešama, vienkārši apturēt šo plosmu vajag, un arī problēma izbeigsies 27 valstīm nav e, jāstrādā Vācijas e, dēļ, dēļ šīs nepareizās ideoloģijas, ko pauž viena valsts iepratīm visām pārējām. Paldies. Zilstra kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūs uh, sākumā teicāt, ka tas, kā mēs attiecamies pret migrantiem, nozīmē, kas mēs īsi, īsti esam. Bet, uh, nu kā tad pret mūsu sievietēm un bērniem attiecas šie uh, laimes meklētāji? Tas arī ļoti labi demonstrē, kas viņi tādi ir. Kundersa kungs, kā var būt tā, ka šie uh, vārmā, kas joprojām paliek uz mūsu zemes, kādēļ viņi nav nekavējoties izraidīti? Uh, pirms šī miljoniem laimes meklētāji okupējas mūsu kontinentu, ir pienācis laiks viņus apstādināt. Turcija ļoti labi saskat mūsu vājības. Viņi jau tagad prasa 5 miljardus, 3 miljardu vietā, un Eiropas Savienība ļauj sev šantažēt, piešķīrot naudu, mēģinot nopirkt uh, Uh, savu drošību, viņiem, turkiem, nevajag dot nevienu centu, jo mēs īstenībā no ar aizvērtām acīm tagad ejam pretī nelaimē. Robežas ir jātājas ciet, jo Turcija nav daļa no risinājuma, tā ir daļa no problēmas. Paldies! Paldies! Un tagad Lenārs kungs uz pusotru minūti. Ja, dank u voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka situācija pašlaik ir šausminoša, un Avramopolis kungs eh, te piedāvāja statistiku, ANO eh, datus, lai to varētu vēl labāk ilustrēt. Un Timermans kungs, ļoti žēl, ka viņš šodien nav ieradies. Viņš varbūt arī varētu nedaudz ieguglēt skaitļus. 60% viņš tā teica, ir cilvēki, kas nāk no uh, reģioniem, kam īstenībā nevajadzētu piešķirt bēgla statusu. Uh, Un viņš te stāsta par cilvēkiem no Ziemeļāfrikas, bet saskaņā ar ANO datiem jāsaka, ka cilvēki, kas pie mums ir ieradušies, lielākoties nāk no Irākas, Sīrijas un Afganistānas. Uh, Un jāsaka, ka, nu, es nezinu, viņš laikam ir kļūdījies, un varbūt viņš nevar atšķirt Afgāni no Marokāņa, bet Eiropas komisija mūs eh, varbūt uzskata par tādiem pamuļķiem, bet, nu, varbūt, ka vajadzētu sākumā eh, inform, būt labāk informētam pirms ar šādiem izteikumiem svaidīties. Kundersa kungs gribēja pavaicāt, ko domā Dideriks Samsons, sociālistu vadītājs Hāgā. Nu, kāds ir šis Nīderlandes plāns? Es gribēju pavaicāt, vai ir vairāk skaidrības par to, vai patiešām Nīderlandes prezidentūra pie tā strādās, to īstenos, vai mēs vienkārši redzēsim, nu, ka atkal nekas nenotiks. Paldies! Paldies, pusotras minūtes Morājušu kungam. Thank you, President Paldies priekšsēdētāji. Ļoti daudz deputāti jau runāja par Eiropolu atskaiti, kur ir norādīts, ka 10 tūkstoši bērni šobrīd atrodas Eiropas Savienībā un tiek pakļaut eksploatācijai. Kolēģi Eiropol ir pati cienījamākā aģentūra šajā parlamentā, šajā sistēmā, un es esmu runājis arī ar attiecīgiem kolēģiem. Uh, Bet tā ir tikai viena daļa. Vēl nekad nav bijusi tāda bēgļu krīze, kur būtu tik ļoti brutāla un sistemātiska bērnu izmantošana un vardarbība pret bērniem. Un noteikti tuvākajos mēnešos, nedēļās jūs eh, dzirdēsiet vēl vairāk šausmu stāstu. Mēs nedrīkstam to aizmirst, bet visi tie, kas uzskata, ka mums ir šis eh, luksus iespēja atteikties no komisijas plāniem un nedarīt neko, uh, Eh, varbūt atmest roku tām dalībvalstīm, kas nedara neko vai dara mazāk un vairāk koncentrējamies uz tām, kas kaut ko dara. Eh, ja kāds domā, ka mums ir šī izvēles iespēja, tad jums ir jāsaprot, ka šie bērni tiešām ir īsti patvērumu meklētāji. Viņi nāk no Sīrijas, tad te nav nekādas neskaidrības saskaņā ar Ženēvas konvenciju eh, sakarā šo bērnu statusu. Uh, Un tāpēc mums parlamentā jāstrādā, jāizmanto robeža aģentūru un Dublins sistēmu, jāiesaista pilnīgi visi, jāsadarbojas ar komisiju. Bet um, nevajadzētu atkārtot šīs garlaicīgās runas. Tagad gribu pateikt, Nīderlandes prezidentūrai ir valsts, kas nepild savu uzdevumu, neaizsargā savas ārējās robežas, nenodarbojas ar pārvietošanu. Mēs to visu zinām. Tāpēc atkārtoju vēlreiz šo ziņu. Tās valstis kas nepild savu uzdevumu, lūdzu veiciet savu pienākumu, izpildiet savu uzdevumu. Paldies! E, jums ir zilās kārtīts jautājums no Musolīnī kundzes, lūdzu. E, paldies priekšsēdētāji. Marais kungs, jums ir taisnība. Un pirms 30 gadiem Itālijā mēs parlamentā vienbalsīgi pieņēmām kādu likumu um, par um, nepilngadīgajiem, nepilngadīgajiem personām piešķirot īpašu statusu. Tas ir neatkarīgi no um, bēgļu vai nebēgļu situācijas. Tas nozīmē, ka bērni jāpasargā no organizētās noziedzības. Ko jūs domājat par šo ideju? E, paldies. E, es nekad neesmu saņēmis zilās kartītes jautājumu. Saka, Marais kungs, man vienmēr tik garlaicīgas runas. Paldies par šo jautājumu. Musolīna kundze, tiešām Itālija ir viena no pirmās līnijas eh, valstīm, arī Grieķija un eh, ir vēl Zviedrija un Vācija, kas uzņem vislielāko bēgļu skaitu. Un tad ir eh, dalība valsts, kas nedara tik daudz. Es te negribu norādīt vai kādu nosaudīt. Itālija ir priekšplānā, priekšējā līnijā un ir arī attiecīga politiskā vēsture. Es vienkārši gribēju teikt, ka mm, tie cilvēki, kas negrib mm, uzņemt mm, šos bēgļus, piemēram, Jordānijas karalis Abdulla šodien e, izteicās, un viņš teica, ka ja šīs valstis Um, nebūtu rīkojušās savā um, galā, tad būtu vēl lielāki bēgļu daudzumi, kas ierastos pie Itālijas kastiem. Vienkārši grib teikt, ka Itālija darbojas un strādā, bet cits valsts nedarbojas. Tarnakungs, vienu minūti. Esošā migrācijas krīze ilustrē, ka 51. pāns un 64. protokols Ženēvas konvencijā nedara maskomunikācijas pasaulē globālās pārvietošanas. Um, Eh, konteksta eh, otrā pasaules kara mehānismi tika balstīti uz mm, vajāšanas principu, ka bēglis var pārcelties uz blakus valsti. Tomēr šie mehānismi nav domāti mūsu kontekstam, ka, kad cilvēki ceļos pa visu pasauli, nu, nonāks līdz valstī, kas piedāvā vislabvēlīgākos no, nu, noteikums. Un šī konvencija arī mm, neparedzēja, ka varētu pārcelt bēgļu statusu no vienas valsts uz otru, kā mēs redzam, kā tas notiek tagad. Uh, Šeit ir nometnes Turcijā, un šie bēgļi no Turcijas atkal dodas uz Eiropu, atkal pieprasa mm, prasa patvērumu, droši vien drīz būs ANO vēlēšanas, jauns ģenerālsekretārs, no nu, droši vien Austrumvalsts, bet varbūt, ka varētu izmantot visos šos instrumentus, lai pārstrādātu attiecīgo pāntu Ženēvas konvencijā. Pretējā gadījumā mums rīcībā nav nekādi instrumenti. Uh, paldies. Tālāk pusotras minūtes pagaza un tu do kundzei. Paldies deputātiem. Paldies uh, komisijas pārstāvjiem, kas piedalās šajā debatē. Viss, ko teica padoms pārstāvis, ir ļoti pareizi bet viņi nedara, nepilda vārdos izteikto, un šodien mēs dzirdējām ļoti daudz dažādu domu no Pitēlas kunga, no citiem deputātiem. Tomēr vērtības mēs virzam nevis ar vārdiem, bet ar darbiem. E, daudzas dalībvalsts un, un padome e, tomēr drīzāk atbalsta tādu nodalīšanos, izolēšanos, un tas ir jāatzīst. Tie, kas bēg no Sīrijas, uh, Tie ietekmē mūsu situāciju mūsu valstīs, e, un Sīrijas iedzīvotāji bēg no terora draudiem. Un pasaules pārtiks programmas pārstāvji arī ir sam, samazinājuši savu pārtiks programmas apjomu iepriekšējā gadā, un tas ir negatīva ietekme arī bēgļu bērniem nav pietiekama aizsardzība, un tas ir nepieņemami. Ir vesela rinda rupju kļūdu, kuras varēja iepriekš paredzēt un novērst. Un tagad mēs redzam rezultātu. Cilvēki tagad sāk saprast, ka ir nepieciešama humanā palīdzība, mums nepieciešama Eiropas patvēruma politika. E, un šāda nejūtība no dalību valstu puses, kā arī nespēja atzīt, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešama aizsardzība, tas ir vienkārši pārsteidzoši. Uh, Tā ir briesmīga krīze, kas tiešām ietekmē visu mūsu nervu sistēmu Eiropā un arī mūsu sirdis. Tālāk, Forenza kundze. Vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, ceru, ka tās, ka eh, kolēģi valkā tiekraklus ar antifašistiskiem uzrakstiem, ka tā nav problēma parlamentam, jo mēs tiešām redzam, kā fašisms izplatās. Jaunais holokausts, eh, holokausts Eiropā atkal paceļ galvu. Tas mums ir jāatzīst un jāsaka taisnība šodien. 3 miljardi tiek piešķirti Turcijai, Erdoganam. Un šī valsts ir tāda valsts, kas veic masu noziegumu, slepkavības. Uh, nogalina masveidā kurdu iedzīvotājs, vai mēs tādā veidā nosargāsim robežas, izdalot šos naudas līdzekļus, vai mēs vienkārši gribam izvairīties no bēgļu plūsmas, lai tās nesasniedz mūsu teritorijas. Mēs esam piešķīruši 3 miljardus Erdoganam, un viņa valdībai ir ļoti īpatnējas attiecības divdomīgas ar um, Islām valstī. Tas tāpēc, ka mēs negribam redzēt šos bēgļus pie sevis. Uh, labāk dosim šos 3 miljārdus ANO bēgļu komisariāta, <clears throat> lai izdala šo naudu nevalstiskām organizācijām, kas praktiski strādā dienu no dienas pie humanitārā koridora radīšanas. Es domāju, tā ir vienīgā civilizēta atbilde. Tālāk Maragala kungs. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Šeit um, es galīgi neesmu apmierināts Un, jo Eiropas parlamentā mēs jau vairāk kārtīgi esam runājuši par to, kas ir jādara, un tomēr nekas nav izdarīts. Esmu arī spiests konstatēt, ka komisijai un padomē ir taisnība. Viņi arī konstatē to pašu. Mums ir jāstrādā saskaņā ar starptautiskām normām un saistībām, bet eh, mēs redzam arī bezatbildību un nedarīšanu rīzības rūkumu. Avropulusa kungs jau pieminēja visus bojāgājušos skaitus. Mums ir jārīkojas, jo īpaši apkarojot nepilngadīgo pazušanas situāciju. Situācija ar Turciju ir ļoti īpatnē. Mums ir nepieciešami trīs mēneši, lai mēs varētu noslēgt tādu vienošanos, un tagad mēs redzam, ka notiek kavēšanās ar praktisko īstenošanu. Eh, cilvēki no Turcijas ierodās mm, nelielās laivās un uzreiz arī mirst mūsu brīvprātīgo mm, cilvēku rokās, kas palīdz viņiem izdzīvot eh, šeit eh, mums caur Frontexu jārīkojas kopīgiem spēkiem, ir nepieciešama lielāka rīcība izcelsmes valstīs, arī labāki centieni mm, šīs lodas dalīšanās starp dalībvalsti. Un labāk ir jānodrošina integrācija pilsētās, tātad ir nepieciešama kopīga rīcība. Eiropa nerīkojas e, kā Eiropa, un tas ir risks, un mums jāstrādā visiem kopā, padomiem parlamentam un komisijai, visiem jādodās jāstrādā kopā, gan Grieķijā, Turcijā, gan Barcelonā, gan Dānijā un visur citur. Mr. Margal, Margal kungs, ir zilās skatīts jautājums. Epidējas kungs grib uzdot jums jautājumu, vai jūs esat gatavi atbildēt? Lūdzu, Epidējas kungs. Paldies, priekšsēdētā. Es negribēju Margai kungam vaicāt, bet eh, iepriekšēja runātājai. Viņa teica, ka 3 miljārdi būtu jāpiešķir nevalstiskajām organizācijām. Viņa uzskata, ka tas ir jādod NVO, bet tieši NVO organizācijas ir veikuši ne, nelegāls darbības, jo īpaši Grieķijā, Grieķijā šīs organizācijas palīdz nelegāli transportēt imigrantus, un jūs gribat dot naudu šīm nevalstiskajām organizācijām, lai finansētu kriminālo darbību. E, tātad jautājums ir adresēts iepriekšējā runātājai, bet e, Forenzes kundze, vai jūs esat gatava atbildēt arī šādā situācijā? a rispondere, ma eh, è rivolta la domanda ha fatto. Jā, protams, es varu atbildēt, bet eh, mani nedaudz samulzinājis ir šis jautājums. Es nedomāju, ka mēs varam turpināt ar šo mm, holokaustu situāciju, kad tiek nogalināti tūkstošiem sievietes, bērni un vīrieši, mums ir jāuzņemas e, politiska atbildība, jā, kā Eiropas Savienībai, kā dalībvalstu kopumam. Tas, kas notiek Grieķijā, Grieķijā ir jātiek galā ar šīm milzīgajām migrantu plūsmām. Un šeit mēs redzam, ka pietrūkst humāns attiecības Eiropā. Arno kundze, paldies! Eiropas Savienības eh, kapacitāte pret migrācijas eh, krīzi nav pietiekama. Jūs runājāt par šo eh, ārkārtas situāciju, ka nepieciešams kontrolēt robežu, Schengen zonu šodien. Uh, ir arī jāliek punkts um, šiem nelegālām plūsmām, kas ir bēgļu plūsmas, kas ierodas dēļ ekonomiskiem motīviem, um, ir jākontrolē labāk robežas un ar nolūku repatriēt. Šī te ir ir nepieciešamība sakārtot likumdošanu, kas um, neļauj sūtīt atpakaļ tos bēgļus, kas nerespektē mūsu likums. Um, tā ir ārkārt situācija, un šeit nedara nekādi iluzorija risinājumi, ne 3 miljardu Turcijas piešķirumu formā. Eh, jo vēl vairāk, ka šeit ir redzams arī atbalsts džihāda grupām Sīrijā. Eh, mums ir jārisina šī krīze, bet tāpat laikā mēs redzam, ka mm, sievietēm ir arī notikuši seksuālās uzmākšanas mm, akti Eiropas pilsētās un ir arī uzbrukumi kristiešu kopienām dēļ reliģiskiem iemesliem un nevajadzētu turpināt šo aklo ideoloģiju spēli. Paldies, eh, tālāk Engel kungs. Priekšsēdētāji kundze. Esmu ļoti apmierināts, jo redzu, ka atkal parādīs padomu. Padoms pārstāvis, jo es jau gribēju teikt, ka mēs 7-8 reizes esam diskutējuši par šo lietu, varbūt vēl būs desmit citi debats, eh, tomēr uh, E, kaut kā komisija mūs stāsta e, par plāniem, bet padome nē. Sanāk tā, ka dalībvalsts nerīkos, nerīkos savu padomu. Un tad tas attiec uz daudzām lietām, kā piemēram mūsu ārējās robežas atjaun, apsargāšana, e, tā ir mūsu kopējā robeža. To pašu var teikt arī par migrantu pārcelšanu visā kontinentā. Ļoti daudz valdības uzskata, ka tas uz viņām neatiecas, un tāpēc arī nekas nav jādara vai arī attiecībā ar, uz Turcijas fondu. Um, mums um, Eiropas budžets um, ir devis iespēju mobilizēt šos resursus, bet eh, budžets sastāv no dalībvalstu ieguldījuma, bet dalībvalsts šo naudu ne, nepiešķir un darbojas tikai ar atsevišķu bēgļu pārcelšanu, kad mums ir nepieciešami tūkstošiem cilvēku. Lūk, tāds ir problēma šodien. Uh, un eh, uz šī te fona atkal paceļas populisms priekšsēdētāji. Eh, Viena eh, no mūsu grupām, koncertajā grupa, ir tieši tāda šobrīd. Šeit ir ļoti īpatnēja situācija. Pūs no parlamenta deputāti, vairāki deputāti ir cenšies paust domu, ka ir atļauts šaut uz eh, Eiropas robežām, un ja tas tā turpinās, eh, tad mums ir problēma, jo atsevišķi vēlētāji varat paņemt šaujamo un arī doties un rīkoties attiecīgi. Tālāk, Valenciāno kundze. Gracias, presidenta. Saben, kas sucede? Paldies, priekšsēdētāji. Šī jau nav nekāda spēle, kurā uh, mēs ierodamies un tad teātrāli uzstājamies pastāstot, kas notiek, un tad padome mainās, katra nākamā prezidentūra uzmanīgi klausās, visi te eh, rindas kārtībā uzstājas, bet mēs te veidojam vēsturi. Vēsturi kas tagad ir piedzīvojis vienu no grūtākajiem laikiem. Tā nav spēlīte. Politiskie pārstāvi ierodas šeit, pieprasot no valdībām, komisijām, padomes, pielikt punktu eh, šai neefektivitātei. Neefektivitāti, neefektivitāti mēs piedzīvojam daudzās jomās, bet nu, tagad uh, tas ir vienkārši apogejs. Simtiem cilvēku zaudē dzīvību vidusjūrā. Nu, jāsaka, ka tā jau ir kļūst par tādu ļoti, ļoti. Uh, izplatītu frāzi, bet vidusjūra tiešām ir kļūsi par kapsētu. Bet mums ir jāuzņemas atbildība, mums jāpieprasa, lai valdības beidzot sāktu kaut ko darīt lietas labā. Ir iespējams glābt cilvēku dzīvības, ir jāievēro tie likumi, ko paši esam pieņēmuši dalību valstīs. Tā nav spēlīta. Šeit ir Eiropas parlaments un mums ir eh, jāsāk strādāt. Uh, Valenciāno kungs Funtūls kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai atbildēsiet Funtūls kungs lūdzu jums vārds? Paldies, Valenciāno kundze. Jūs pirms brīža teicāt, ka vidusjūra ir kļuvusi par kapsētu. Bet kas tad ir šie cilvēki, kas uh, šajās caurajās laivās ierodas pie mums un uh, uzsāk šo nāvējošo piedzīvojumu? Un kas viņiem ļauj to darīt? Nu, tā ir Turcija, un tur jau ir problēmas sakne. Paldies! Nu, īstenībā jau tas nebija jautājums, bet tāds paziņojums. Es te nerunāju nu par to, kurš būtu jāvaino, bet Eiropas Savienība nepiedāvā nekādas likumīgas iespējas šiem cilvēkiem nonākt pie eh, mums. Šie cilvēki ir jāaizsargā. Mēs viņiem nepiedāvājam nekādas, nu, legālas iespējas šeit ierasties. Mēs viņus atstājam uh, noziedznieku kontrabandistu ziņā. Mēs arī viņiem nepiedāvājam humāno palīdzību. Jāsaka, tās ir kļūdas, ko mēs visi pieļaujam. Paldies, un tagad Zahra Dilkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi esam vienis prātis, ka nekontrolētai bēgļu plūsmai Eiropā ir jāpieliek punkts. Mēs tāpat apzināmies, ka tās ir dalība valstis, kam ir jāaizsargā savas robežas. Dažas no tām to var padarīt, citas šķiet nav spējīgas to paveikt ja padome un komisija eh, vēlētos patiešām kaut ko darīt, tām būtu jāpārskata budžets, eh, jāpaņem nauda no kādas kategorijas un jāpiešķir daudz vairāk finansējumu ārējo robežu aizsardzībai. Bet nu, tas jau nenotiek. Vienīgais veids, kā to padarīt, ir atstāt to dalību valstu ziņā, nu, nebloķēt viņu aktivitātes, nevainot tās, kas mēģina aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas un neaizkavēt tās. Un tās valstis, kas nevar aizsargāt robežas, nu tām ir jāsaprot, ka tās nevar līdzdarboties Schengenā. Eiropas Savienībā ir kaut kādas normālas normas jāpiedāvā atjaunojot iekšējos, iekšējās robežas. Deprekungs, priekšādātāji. Padomas pārstāvis nu pat teica, ka lūk, skatoties uz šo bēgļu krīzi, mums ir jāmeklē kopīga atbilda, kopīgs risinājums, efektīvs risinājums, un viņam ir taisnība. Es piekrītu viņa nostājai, bet es domāju, tāpat laikā jāskatās acīs arī realitātē priekšādātāji. Realitātē nav tādu kopēju pasākumu pie ārējām robežām, kas šobrīd tur norisinātos. Nē, faktiski iekšējo kontroli, robežu kontroļu pārtraukšana, protams, eh, nu, bija atbilstīgi, bet šis mehānisms jāizbeidz. Šobrīd jāsaka vērojam tādu kā tādu skumju farsu, nekā efektīvi tajā visā nav. Neskatoties uz eh, neskatoties uz šo 3 miljārdu izmaksu un solījumu, Turcija neīsteno jūras apsārdzi un gluži otrādi ļauj savai mafijai mm, izvērst cilvēku tirniecības industriju visos plašumos. Tas ir briesmīgi. Mēs nedrīkstam šādi tik vienkārši runāt ar Erdoganu. Un neskatoties uz šiem hotspotiem, krīzes punktiem, un neskatoties uz to, ka šie cilvēki tiek tur uzņemti, viņi tomēr pēc tam dodas tālāk, bet nav nekāda jēga, ja tam visam nav, pieti, ja šiem visiem punktiem nav pietiekama kapacitāte, tad mēs dzīvojam kaut kādās ilūzijās, turklāt tas jādara steidzīgi, mums ir vajadzīgs kaut kāds Eiropas rīcības punkts, un jāsaka, šobrīd, nu, jārīkojas ir tieši padomē. Neprēkungs, jums vēlas uzdot zilā skatīts jautājumu. Esat gatavs uz to atbildēt? Jā, ja? lūdzu. Bosenberg, you are, you can make your question. Ήθελα να σας ρωτήσω... Rosenbergs kundze. Vēlos uzdot jums jautājumu. Šie hotspots, jeb krīzes punkti, tie ir ļoti svarīgi, bet nu tāpat laikā Vai tad tiešām vajadzētu izveidot šāda veida hotspot arī ārpus Eiropas da Savienības dalību valstu teritorijām? Uh, madame, merci. Paldies priekš, uh, kolēģi par šo jautājumu. Es domāju, ka jā. Jā, šādi hotspot ir jāizvē, ja mēs izveidojam šādu veidu hotspot uz savas uh, teritorijas, tad tādā gadījumā ir jāceras, ka tā ar visu šī reģistrēšanos, protams, ir arī zinām bire, birokrātija, bet mēs viņus tūlīt pēc tam palaižam tālāk, un tas nozīmē, ka nenotiek šī relokalizācijas programmas īstenošana Un tad tādā gadījumā neko šāda hotspota nedod, šāda krīzpunkta neko nedod. Pirmām kārtām vajadzētu pareizi izdarīt to, ko mēs esam apņēmušies un par ko mēs esam nolēmuši. Paldies tālāk, sāku Rafas kundze. Paldies, dargie kolēģi! Mēs te runājam par līķiem, un jāsaka, ka cilvēku skaits, kas ir zaudējuši dzīvību, mēģinot nokļūt Eiropā, ir pieaudzis. Jūs te runājat par Eiropas saimnības ārējām robežām, par Turciju, bet Turcija apšauba šo robežu eksistenci. Nu, kas ir. Uh, tagad eh, prioritāri, vai jūs vēlaties, lai šie cilvēki nomirst bādā, vai jūs eh, viņus vēlaties atturēt no iekļūšanas pie mums eh, šeit zeloņtrāšu žogus ceļot? Un jums visu laiku ir jābeidz uh, tagad slēpties aiz Grieķijas. Mums visiem ir jāuzņems atbildība, bet visi mēģina tagad uzgrūst atbildību tikai Grieķijai un paši nepild savus solījumus un pienākumus. Mums ir uh, jādomā, kas tad īsti ir efektīvi, ko tad. Uh, Ko tad jūs gribat izdarīt? Jūs gribat atkal koncentrācijas nometnes izveidot, nu, Grieķijā tās uzcelt? kulta vietas fašismam organizēt. Es esmu aizvien no jauna atkārtojusi, ka ir jāpadomā par legālām metodēm, kā šie cilvēki varētu nokļūt mūsu valstīs. Paldies tagad! Obermaier kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par bēgļiem, tad uh, kreisie visu laiku atkārto mantru par ļauno Eiropas cietoksni, bet jau toreiz tie bija nekaunīgi mēli. Mēs neesam nekāds cietoksnis. Mūsu robežas joprojām ir atvērtas, nu cauras, kā šveices siers, ja tā var teikt. Uh, Vairāk par miljonu bēgļu pie mums jau šogad vieni nokļuvuši. Un jāsaka, ka tagad ir atkal uzsākusies tautu staigāšana kā senos laikos. Turcija vēlas 5 miljārdus jau 750 miljoniem papildus, kas tika uh, pārskaitīti. Dāmas un kungi, nu tas ir tīrākais tirgus bazārs, tā ir šantāža, un es ceru, ka Turcija turpinās bradāt kājām uh, cilvēktiesības, apcietināt žurnālistus, uh, cīnīties pret kurdiem, vazātais deguna Eiropa, Turcijas iestāja Eiropas Savienībā nav nekāda iespēja. Paldies! Thanks, and next one. Paldies, Morāno kundze. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji nu ir jāiesbeidz šī politika ar migrantu kvotām. Tas tiešām ir ļoti katastrofāls instruments, un ar to nevar cīnīties pret nelegālo migrāciju. Es esmu bijusi Libānā un Jordānijā uz bēgļu nometnēm, un es zinu, kas tur notiek. Viņi skatās televīziju, un viņiem tad pēc tam šķiet, ka viņi tiks uzņemti, pabarot, izguldināti un samīļot šeit Eiropā. Nu, tā nevar, tas ir nepareizais tāls. Mēs nerīkojamies atbilstīgi krīzes gadījumā. Mums ir jārīkos jau Sīrijā un Lībijā. Tur ir šīs problēmas sakna un cēlonis. Un tur, protams, situācija ir ļoti sarežģīta, un tieši tāpēc, ka situācija tur ir tik grūta, cilvēki dzīvības briesmās ir gatavi šķārstot vidusjūru. Un nedrīkst viņiem ļaut nereālā kārtā ticēt, ka tagad šeit viņiem tiks piedāvāt piedāvāt neskādu bagātību. Cik cilvēku zaudē dzīvību jūrā tieši šādu cerību dzīti, un Eiropa nespēja ar to vairs tikt galā, nespēja uzņemt visu šos migrantu pūļus, un mūs apdraud visa šī iespēja, ka arī teroristi iefiltrējas kopā ar migrantiem Eiropas teritorijā, un mēs tāpat laikā nespējam nodrošināt eh, pašu iedzīvu, mūsu pašu iedzīvotāju drošību. Tad kāda, kāda iespēja rīkoties? Kā tas var būt, ka mums nav iespēja gribēja nosūtīt šos kriminālos elementus, piemēram, atpakaļ. Viņi turpināt eh, iekšā, robežas mēs nosargāt nespējam. Un eh, mūsu finanšu palīdzība ir jāpiešķir ļoti uzmanīgi un mērtiecīgi. Uh, piemēram, Libānai, Jordānijai, lai viņi īsteno humanās palīdzības pasākumus struktūrētā veidā. Jūs nevēlaties, lai mūsu Eiropas iedzīvotāji pievērstu populismam, tad jums ir jāizbeidz dot priekšroku tādai politikai, kas destabilizē situāciju un kas rada iedzīvotājos bažas. Paldies tālāk, Sipels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir godīgi jāsaka, nu, gandrīz esmu zaudējis valodu, esmu. Uh, vīlusies, sarūktināta, man ir kauns un patiešām nu, ir briesmīgi klausīties visos šajos izteikumos. Daudzi saka, nu jā, ļoti jauki, lai Turcija parūpējas pats par diviem miljoniem bēgļu, iedosim viņiem nedaudz naudas, vai mēs patiešām pilnīgi nopietni varam apgalvot, ka mēs, Eiropas kontinents, kurā dzīvo pusmiljards iedzīvotāji, nevaram parūpēties par diviem vai trim miljoniem bēgļu, Nu, tādu vēstījumu mēs gribam raidīt. Mums tā ir par daudz. Nu, tas ir šausminoši, kā mēs runājam par cilvēkiem, kas bēg no politiskas vajāšanas, kāra vai nabadzības. Un daži no. Uh, deputātiem par viņiem runā kā par tādu ganāmpulku, kuru var nu, kaut kur uh, vienalga, kur izmitināt un vispār par viņiem nerūpēties. Jāsaka, ka eh, šī bēgļu. Uh, trauma, šis uh, skaitlis nav lielākais izaicinājums. Lielākais izaicinājums ir tas, ka mums nav nekādas bēgļu stratēģijas Eiropā. Viņi ierodas kaut kur Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā, un mēs domājam, ka tur viņi arī paliks. Vācija tagad sūdzas, ka viens miljons, nu labi, tagad ir gana bet Grieķijā pagājušā gada laikā ir ieradušies 800 tūkstoši bēgļu saskaņā ar, šiem, ar, ar spēkā esošajiem noteikumiem viņiem visiem vajadzēja palikt Grieķijā. Mums nav bēgļu krīzes, mums ir Eiropas bezatbildības krīze un ir vienkārši šausminoši, cik uh, daudz mēs domājam paši tikai par savām ērtībām, esot ceļā uz Eiropas iznīcināšanu. Paldies! Zīpels kundze, zilās kartītes jautājums uzdos Holmēras kundze. Esat gatavi atbildēt? Nē. Labi, nu tad Vaigla kungs tagad. uh, <laughs> sorry, Mrs. Ashford. <laughs> Ashforda kungs, priekšsēdētāji. This... Klausoties šajās debatēs, Vai es varu kolēģiem teikt, ka nu, mums ir problēma? Mums ir e, jāizvēlas varbūt precīzāk, kādus vārdus izmantojam. Migrants, tātad šis vārds tiek izmantots, lai aprakstītu cilvēks, kas bēg no kara un vajāšanas. Viņi nav uh, migranti, tie ir patiesi bēgļi, cilvēki, kam mums kam mēs varam un kam mums ir jāpiedāvā patvērums. Un, uh, par migrantiem mēs saucām cilvēkus, kas nāk no visām pasaules valstīm, lai meklētu šeit labāku dzīvi. Tie nav migranti, tie ir ekonomiskie migranti, un tie ir cilvēki, kam nav nekādu tiesību šeit pieprasīt uh, apmešanos. Uh, Un beidzot, eh, citi runāja eh, par migrantiem, eh, sakot par, saucot par tādiem cilvēkus no Eiropas Savienības dalību valstīm, kas dzīvo kādā citā valstī un tur arī strādā. Bet nē, tie nav migranti, tie ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas bauda brīvas pārvietošanās iespējas. Uz to viņiem ir pilnīgs tiesības. Kolēģi, ja mēs rūpīgāk neizvēlēsimies savus vārdus, eh, nu, tad tas radīs nepareizu tēlu. Mēs eh, radīsim apjukumu gan sabiedrībā, bet esmu eh, noraizējies, ka tas radīs apjukumu arī mūsos pašos. Bēgla kungs tagad. Paldies! Godātā priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, ministra kungs. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk zemu novērtēt to, eh, cik labi ir informēti cilvēki, kas pie mums ierodas. Viņi zina, ka viņi šeit vairs nav gaidīti. Viņi noteikti arī zina, ka Eiropas parlamentā mēs runājam par to, kā viņus dzīt prom. Ir pārāk daudz bēgļu, kas ierodas Eiropā, lai mēs visus viņus varētu sagaidīt atplestām rokām. Kad eh, Eiropā bija kāri, cilvēki, protams, arī bija padzīti no savām mājvietām, viņi meklēja sev un ģimenēm labākus apstākļus. Tad mēs nedomājām par uh, to, vai viņus aizturēt vai nē. Mēs uh, citreiz izvēlamies vardarbību diplomātijas vietā. Mēs dzirdējam ļoti skaļus izteikumus par vilšanos, sarūktinājumu, politisko lēmumu trūkumu. Es ceru, ka Mogarīnī kundze. Uh, pieņems lēmumus. Mums ir jāatbalsta miera sarunas Sīrijā, kas ir vienīgā garantija, lai bēgļi varētu atgriezties savā dzimtenē, kad karš būs beidzies. Un, protams, mums ir jāatrod arī politisks kompromiss ar tām valstīm, no kurām nāk šie bēgļi. Paldies! Días... Gonzāles Pēras kundze, lūdzu. Paldies! Šobrīd Mums vajadzētu atminēties, ka bija ļoti daudz cilvēku, kam reiz vajadzēja doties no Eiropas uz ASV, lai glābtu savu dzīvību. Es nezinu, vai tas jums kaut ko atsauc atmiņā, bet Mēs varētu būt glābuši tūkstošiem cilvēku dzīves, pieņemot pareizos lēmumus īstajā brīdī. Nu, tas, kas tiek piedāvāts Grieķijai, ir vienkārši kliedzoši netaisnība, ņemot vērā mūsu pasturi. Eiropai ir jāizmanto visi diplomātiskie un. Uh, legālie instrumenti, lai uzņemtu bēgļus no Sīrijas. Mums ir jāuzņem sava atbildības daļa šo cilvēku priekšā, jāpiešķir viņiem patvērumu tiesības, ja tās ir at atbilstošas. Patvēruma konvencijā, ko esam parakstījuši, ir teikts, ka mums kaut kas ir jādara. Tagad ricoto. Vai, vai, atvainojas, ir zilā kartīte. Nē, vai par procedūru, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es atkal gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eh, kre, kreisie mums te uh, atkal kaut ko mēģina mācīt, pamācīt, vai vai cik briesmīga situācija, un tad viņi te runā arī par nacismu, un jūs uh, atsaucaties uz nacisma laikmetu. Uh, un arī Ungārijas rīcība tika salīdzināta ar holokaustu. Holokausts ir vienreizīgs noziegums, ko piekopa nacisti. Nu, nevajag šādus salīdzinājumus izmantot. Tas ir patiešām uh, slikti. Paldies, tas bija par procedūru. Tagad Ricoto kundze. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gadā eh, miljons migrantu ieradās Eiropā. Šī invāzija turpinās. Eh, Robežu valsts tādas kā Itālija un Grieķija cīnās ar šīm problēmām vienas pašas. Jā, protams, tas atstāja arī uh, nospiedumu uz mūsu sabiedrību. Pilsētās ir pieaugusi vārdarbība uh, un uh, ir arī teroristu uzbrukumi. Jāsaka, ka mūsu ārējās robežas ir tāds kā caurs siets, kas laiž cauri pilnīgi visu un visus. Ir nepieciešams labākas kontrols, ir nepieciešama patiesa Uh, laba migrācijas politika un nelegālie migranti ir jāatgriež atpakaļ. Nu, Eiropas Savienība nevar uh, viņus visus uzņemt, ir arī šis milzīgais sociālais spiediens. Eiropas Savienība ir bijusi dziļā miegā pēdējās desmitgadēs. Tā ir sapņojusi par spēcīgu vienotu Eiropu un jāsaka, ka tikai vienota Eiropa ir uh, nu, spēcīga un, diemžēl, sapnis no, par to ir kļuvis murgā. Prēdis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos eh, kolēģi vārdā un atbalstu konservatīvo grupas eh, sacīto, proti šeit jāpieņem visnotaļ niansēta attieksme, bēgļi, migranti tā tālāk, visus nevaram mēs pār vienu kārti. Un jāsaka, ka Britu premjeras Kamerons ir pirmais, kurš eh, radīja šādu sajukumu, šādu neskatību terminiem, un tieši tādēļ mums tagad ir uh, sarežģījumiem, arī, ja mēs runājam par Lielbritānijas priekšlikumu, nespējam to atrisināt. Nu, arī, ja mēs padomājam par pēdējo priekšlikumu Lielbritānijas sakarā, ņemot vērā, vērā bēgļu krīzes, ar ko saskaramies, un šis priekšlikums neizskatās diezko nopietns. Un domājot par um, mūsu attiecībām trešām valstīm un uh, bēgļu krīzi, Nu, pat eh, Ženevā sākšās sarunas eh, starp eh, Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm. Nu, mums būtu jādara viss nepieciešamais, lai atbalstītu šo sarunu gaitu. Un tieši tas ir tas sāpīgākais punkts. Bēgļu izcelsme no nu, lielā mērā saistās tieši ar šo uh, krīzi. Un uh, jāsaista sarunās arī partneri trešās valsts - Jordāna, Libāna. Arī viņi saistās ar šo krīzi. Katrs mēģina darīt, uh, ko spēj, bet šī reģiona vēru iespējas ir ierobežotas. Esam uzlabojuši attiecības ar Turciju, tas ir, protams, teicami, bet jāsako līdz tam, kā tās attīstās. Un jāsaka, šeit ir eh, virkne manu kolēģu delegātu, kas ir bijuši bezatbildīgi. Dažādu populistisku iemeslu dēļ, um, mēģinot um, izpateikt saviem um, vēlētājiem, savam elektorātam, viņi ir nodarījuši pāršiem procesam. Paldies, uh, Hovitkungs, nākamais, saka priekšstādātāji, paldies. Uh, Pērnā gada beigās mēs solījām piešķirt 3 miljārdus eiro Turcijai, lai pats atņem tikt galā ar 2,75 miljoniem bēgļu, ko viņi uzņēmuši no Sīrijas. Un tas tika izsludināts kā tāds būtisks pavērsiens mūsu un tāda krietna palīdzība Turcijai krīzes situācijām. Grantiem un finanšu atbalstam bija jā, jāteikt piešķirtiem Turcijai sākot 1. janvāru. Nu, ļoti skumīgi, ka nu, jau janvārs ir pagājis un joprojām. Ja naudiņu Turcijas kontos, un mēs turpinām ķīvēties ar to, cik tad mēs piešķirsim konkrēti katras valsts vārdā. Mana valsts ir gatava veikt savu iemaksu, bet esmu tiešām vīlies, ka Lielbritānija ir pieņēmusi šajā kopējā pārizmedāšanas mehānismā nepiedalīties. Sākotnēji tika aplēsts, ka tikai pusmiljards tiks piešķirts no Eiropas Savienības budžeta un pārējā nauda nāks no dalību valstīm. Nu, pagājis jau mēnesis un joprojām nav nekādas skaidrības. Tagad tiek runāts par to, ka miljards nāks no Savienības budžeta un, un tā, nu, būtu jānodrošina, lai šī summa nepieaug vēl tālāk. Junker kungam komisijas priekšsēdam ir taisnība sakot, ka šeit skārs likt mūsu reputāciju, mūsu mm, atbildību gal galā. Un mm, esmu tiešām ļoti vīlies, ka ir tādi kolēģi, kas ir gatavi um, pārbaudīt šo Eiropas Savienības reputāciju tādā skumīgā veidā. Mana politiskā grupa uzskata, ka neatkarīgi no krīzēm, kādas nāk un iet, kopējām vērtībām jāpaliek eh, nemainīgām. Aicinu visu eh, pildīt savas saistības, lai būtu nauda, kas, eh, ko varētu piešķirt tik ļoti nepieciešamā humanāja palīdzībai reģionā. Paldies, Černeška kungs tālāk. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie deputāti. Es ļoti cienu iepriekšējos runātājus, bet um, man ir jautājums, cik no jums ir bijuši um, bēgļu nometnēs? E, es esmu bijis šogad e, šādā mm, bēgļu nometnē e, Kurdistānā, Un jāsaka, ka lielākā daļa no viņiem nemaz negribēja doties uz Eiropu. Viņi gribēja atgriezties savā dzimtenē, tur, kur patreiz saimnieko uh, islāma valsts uh, eh, daļšu kaujinieki. Un es domāju, ka mums tagad ir jābūt reāliem eiropiešiem. Es atceros, kā Francijas eh, prezidents uh, runāju 2010. gada decembrī, ka klimata pakotne ir ļoti laba vecajai savienībai, bet ne jaunajai. Un es domāju, ka mums. Un viņš runāja arī par Nord Stream, ar Krieviju, bet es domāju, ka mums ir jābūt reāliem eiropiešiem, jaunās Eiropas eiropiešiem visās jomās. Paldies, Petersen kungs! Paldies, priekšstādētāji! Mēs vēlos uzsvērt, ka mēs piedzīvojam solidaritātes krīzi pār visām krīzēm Eiropā. Un to mēs redzam tādēļ, ka, un tādējādi, ka Eiropa nav spējīga darboties. Un tagad mēs arī piedzīvojam to, ka brīvas pārtošanās brīvība, kas ir viena no Eiropas pamatbrīvībām, tiek apšaubīta, tā tiek nonivelēta. Jāsaka, ka šeit neveiksmes esam piedzīvojuši mēs visi, gan Eiropas institūcijas, gan mēs. Uh, um, deputāti, un mēs esam atbildīgi pilsoņu priekšā. Es domāju, ka šeit vainīgais, vainīgs ir politiskās gribas trūkums. Eiropas uh, Savienība ir tas satvers, kurā mums būtu jārod attiecīgi risinājumi, bet nu nav jau tā, ka Eiropas Savienība būtu kāds, kāds maģisks, uh, maģisks uh, triks, kurš piespēļo podziņu būs vēlamais um, rezultāts. Visiem ir jāpiedalās, visiem jādod savu attevu, bez tā kopie, patiesas kopienas, patiesas solidaritātes nebūs. Šobrīd piedzīvojam to, kā visā Eiropā valdības gan runā par kopējiem risinājumiem, par uh, solidaritāti, par, par sadarbību, bet uh, turpina darboties vienatnē. Nu, tas nu galīgi neiet prastā. Mums visiem ir jārīkos kopējiem spēkiem, jārod uh, tādi risinājumi, kas uh, um, dot uh, visaptvarošu rezultātu un uh, daļu valstīm jāstrādā uh, tiešām kopā. Un uh, februārī gaidāmais samits, proti valstu un valdību vadītāju tikšanās, ir uh, vēsturisks brīdis, ko nevajadzētu palaist garām. Mēs ceram, ka tieši tur sarunas vainagosies ar panākumiem, mums ir nepieciešama adekvāta risinājuma un ir nepieciešama politiskā griba. Paldies, eh, tālāk Horisti eh, Abānsa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Sakot līdzi notikuma attīstībai, esmu arī nobušies par to, ka nav pieņemta attiecīgi pasākumi. Padomē, sola un sola, bet rezultātu nav. Izskatās, ka pat labam komisija uzskatās, ka jo vairāk bēgļu izraidīsim, jo vairāk pilsoņu uzticēsies eh, bēgļu sistēmai. Arī es uzskatu, ka 18. Eh, februāris ir eh, vēsturiska diena, tad būs šis samits, bet būtībā jau vēsturiskā iespēja ir nokavēt. Simtiem cilvēki ir gājuši bojā, varbūt pat tūkstošiem. Partijas turpina vilkt deķīt uz katru savu pusi. Mm, mēs joprojām turpinām saskarties ar uh, liekulību, ar uh, solidaritātes trūkumu. Tas tiešām ir nepieņemami. Situācija ir absurda. Ja paskatīsimies, kas notiek eh, uz Grieķu salām, kas notiek Kalē ostā, piemēram, vai kāds no jums tur ir bijis, aicinu jūs tur aizbraukt un paskatīties, un tad mums šī diskusija būtu pavisam citādāka. Paldies! Paldies, Beikungs. Mēs te dzirdam problēmas par Eiropas situāciju, par bēgļu krīzi, par migrāciju, jo šis ir eh, bailu vīrus, kas eh, mūs ir inficējis. Atcerieties, eh, par ko runā Merkelas kundze šobrīd, Pitēlā kungs baidās, ka risinājumi ir ļoti trausli. Un, neskatoties uz to, ka mēs darām visu, lai šos bēgļus uh, uzņemtu un viņiem palīdzētu. Šķiet, ka mūsu vērtības ir tādas abstraktas un kalpo bīstamai ideoloģijai. Mūsu prioritātes uh, nav vienādas. Šķiet, uh, ikviena valsts rūpējas uh, vispirms par sevi. Nu, mēs it kā sakām, ka bēgļi ir tādi, tieši tādi paši kā. Ka tieši, tieši tādi kā paši pilsoņi, bet par pilsoņiem tomēr rūpējas vairāk. Un visa šī diskusija kļūst mm, lieka. Jūs mēģināt visu, bet uh, pagaidām nesnāk nekas, un tas ir vienkārši jāatzīst. Paldies, uh, Postēm Bakrānas kundze. Paldies tā priekšstādājiem, labprāt piedalošajās diskusijās apstākļos, kuros eh, Schengen zona ir apdraudēta, mums beidzot jābūt atklātiem un godīgiem pret sevi un pret pilsoņiem. Robežu slēgšana ir politisks lēmums, politiska mm, izvēle un eh, nevis neizbēgamība. Dalībvalsts starp atšķirās viedokļi par to, kas ir mūsu starptautiskie standarti, kādas ir eh, vajadzības, vai bēgļi būtu jāuzņem vai nē. Es pārstāvu Grieķiju, un Grieķija ir vissmagāk skarta mūsu vis, tiešām uh, traģiskākais kārš šis bēgļu pieplūdums. Frontex aģentūra, kas atbild par Eiropas ārējo robežu atbildību, uzsver, ka nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu kontroli. Mēs ievērojam starptautiskās normas, Eiropas tiesību aktus, mēs mēģinām glābt dzīvības, kuras apdraudētas šķērsojot jūru. Lielākie nosacīgie tīkli, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu, strādā no Turcijas. Tie ir ļoti labi organizēti tīkli. Un eh, būtu jāveido tā sauktie karstie eh, punkti uzņemšanas centri bēgļiem, un tie būtu jāveido ne tikai Eiropā, kāds ir tagad, bet arī ārpus Eiropas, uz robežām, kā to ir aicinājusi veidot eh, Eiropas padomu. Aicinām tāpat arī Turciju pildīt savas saistības. Tā ir devusi noteikti solījums, bet tagad dēļ mūsu geogrāfiskā izvietojuma Turcija saskars ar lielāko humanitāro krīzi kopš otrā pasaules kara. Visiem jāveic savs darāmais. Uh, jāpild sava atbildība, ja Schengen zona sabruks, tā būs mūsu kopējā atbildība, un no tā zaudēs tikai Eiropa un Eiropas vērtības. Paldies! Eh, tālāk eh, Gardie Cebālas kundze. Paldies priekšstādātājiem! Nu, šodien ir eh, murkšķa diena, kā jūs zināt. Visi noteikti būsiet redzējuši šo brīnišķīgo filmu, kurā Vanu Lontēlo Bils Murējs Nu, nevarētu pēc analoģijas metaforiski izsakoties, ka arī šeit ir tāda kā mušķa diena, jo piedzīvojam atkal un atkal atkārtojamies to pašu debatu. Jo atkal tiek runāts par to, ka ir, ir krīze, vai atkal ierodas um, jauns bēgļu vilnis. Eiropols nesen ir uh, paziņojis, ka Eiropā atrodas desmit tūkstoši nepavadītu uh, mazgadīgo, kas ir pazuduši kaut kur uz robežām, varbūt nonākuši noslēdznieku nu, rokās. Ar Turciju veiktas sarunas, noteikti nu, noteikti solījumi, bet uh, no tā viss iznāca tikai čiks. Timerman kungs, komisijas priekšsētāja vietnieks, uh, solīja, ka attiecīgais finanšu instruments tiks izveidots jau līdz janvāra sākumam. Mēs dzirdējām visus šos plānus, parlaments bija gatavs to, to atbalstīt un cerēja, ka sākot ar 1. janvāru kaut kas stāsies arī spēkā. Un tomēr nekā. Joprojām nav skaidrības, eh, kā tad izskatīsies šis finanšu instruments gala beigās, kas ko iemaksās, kādi iemaksās. Un, um, nu, faktiski gaidām, ka 28 dalība valstis uh, vienosies par to, kā izkļūt no šī stropceļa. Diskusijas turpinās un turpinās. Nauda it kā tiek meklēta, bet joprojām tās nav. Vajadzētu visiem saspļaut caujās, piestrādāt un darīt visu iespējamo, kas nepieciešams, lai glābtu dzīvības. Paldies, Bašir kungs, tālāk. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jo vairāk lietas mainās, jo vairāk tās paliek nemainīgas. Tāds ir teiciens. Mēs turpinām uh, um, ņemties ap šo migrācijas jautājumu, turpinām cīnīties un, un kašķēties. Un, lai gan visi esam viensprāts, ka progress ir par maz, neviens nav gatavs atzīt, ka cieša sadarbība ar mūsu kaimiņiem, ar mūsu partneriem ir uh, būtiski un neizbēgama tam, lai mēs uh, varētu cerēt kādu situācijas uzlabojumu un, un, un lai mēs atgūtu kontroli pār situāciju. Turcija, vai mums tas patīk vai ne? Uh, ir būtisks eh, atslēgas partners visā kopējā migrācijas eh, krīzes risinājumā. Šī krīze eh, mums ir tuvāk nekā jebkad pat labāk. Turcijas kopējās attiecības, politiskās attiecības ar Eiropu šajā debatē nespēlē īpaši svarīgu lomu. To arī nevajadzētu izmantot kā, kā argumentu. Turcija izrādījis labu gribu, sniedzot patvērumu vairāk kā diviem miljoniem migrantu, bēgļu, kas ir ieplūduši valstī no, no Sīrijas. Uh, Tas ir visnotaļ apsveicami. Protams, eh, līdzekļi, kas tiek doti un kas varētu tikt piešķirti Turcijai, būtu rūpīgi jāuzrauga, protams, būtu jāuzrauga to izlietošanu. Bet um, eh, patērumu centri, pārtikas eh, un izglītības sniegšana bēgļiem, uh, ja, ja tā nonāks uz vietām, tā samazinās problēmu arī šeit. Paldies! Paldies! Un tagad um, Pimenta Lopesku kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Eiropas Savienība un NATO ir iejaukušies tuvajos austrumos un Āfrikā, un eh, tas ir šīs krīzes pamatā finanšu interešu sadursmes, miljoniem dolāru smagi eh, nolīgumi, eh, destabilizācija val, reģionā un uh, tāpēc cilvēkiem jādodas prom, tāpēc mums tagad arī jāpalīdz bēgļiem, jāaizstāv uh, cilvēku tiesības. Nu, mums vajadzētu rēģēt uz šiem fašistiskiem grupējumiem, kas uzbruk bēgļiem tagad. Uh, Eiropā jābūt stipri un uh, jāsveic bēgļi pie sevis. Uh, iekšēja koncentr iekšējas koncentrācijas nometnes, par kurām mēs runājam, nav cilvēcīgas. Tas nav risinājums. Vajadzētu aizmirst par, par šīm diskusijām, vajadzētu no, no tiem atteikties. Nākamā runātājiem un tev, kundzem, paldies priekšsēdētājiem. Mēs Mums sākas sarunas par uh, antisemitismu, fašismu un uh, līdzīgu, uh, kas notiek ar mūsu pamatvērtībām. Un tomēr mēs nevēlam atzīt, ka šis sarunas norisinās uh, pilnīgi nepareizi. Uh, mēs uh, nevaram uzņemties atbildību, nevaram izvietot. Uh, racionālā veidā šos eh, bēgļus eh, pie mums eh, nevaram palīdzēt Turcijai to darīt, un, un tas ir gļēvi, un tas ir necilvēcīgi. Junkara kungs, jums jāaptur šis absurds un jāieklausās mūsos. Paldies, un tagad um, Kudrickas kundze. Paldies. Paldies. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā, pie Eiropas Savienības krastiem mirst ļoti daudz uh, bērnu bēgļu vidū. Tas tikai vēlreiz pierāda to, ka mums nepietiek informācijas datu bāzēs uh, par bēgļiem. Ļoti bieži šiem cilvēkiem nav dokumentu bērniem, jo īpaši. Un ļoti bieži tas iedzēna šos nepilngadīgos prostitūcijā un um, vergu darba izmantošanā. Es domāju, ka mums ir jāizmanto Eirodaka datu bāze, Schengens informācijas sistēma un citas datu bāzes un Eiropas institūcijām tādām kā e, ASL, Frontex un Eiropol, um, tām ir jābūt pieejamām kā ir iespējams efektīvi eh, veikt izmeklēšanu pret eh, noziedzīgām bandām, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, ja attiecīgajās dalībvalstīs nav pienācīgās informācijas. Kā Frontex var koordinēt ārējo robežu aizsardzību, ja, ne, ja viņi nevar izmantot Schengens informācijas sistēmu tajā valstī, kas piedzīvo vismilzīgākos eh, bēgļu uzplūdus? Mēs esam tādējādi nobloķējuši attiecīgo institūciju iesaistīšanās spēju ne tikai miera laikā, bet arī krīzes laikā. Paldies! Jo. Paldies, Jotovas kundze, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Atbildēšu, centīšos atbildēt uz um, šo jautājumu, kā mēs uh, pārvaldīsim bēgļu krīzi, ja mēs nevaram pieņemt šīs krīzes sekas. Sizif mīts šeit ir tāda laba analoģija, kur pieminēt, lai parādītu, ka mēs veltīgi te diskutējam un cīnāmies, un kamēr šie bēgļi turpina ciest. Viņi jau ir piedzīvojuši kara šausmas, badu un uh, visas iespējamās šausmas šie cilvēki atrodas ārkārtas situācijā, Eiropa arī uh, ir ārkārtas situācijā, un mums ļoti ātri jānāk klājā ar, ar ilgtspējīgiem risinājumiem, respektējot starptautiskās tiesības, cilvēktiesības un mūsu pašu pamatvērtības. Pagaidām Eiropas komisija nevar uh, vienoties par regulas pieņemšanu, par um, um, robežām. Bulgārija un Rumānija pagaidām nepiedalās Schengenas eh, zonā, un eh, mani interesē, mm, kā mēs vēlamies ilgspējīgu politiku organizēt, ja eh, mēs pat Eiropas Savienības ietvaros nevaram vienoties par labi funkcionējošu un ārējo robežu kontroli un um, mehānismu. Uh, šī nav vienīgi Grieķijas, arī robežu problēma nav vienīgi Grieķijas problēma. Arī ar Turciju jāpanāk ilgstoši risinājums, un komisija pie tā jāpiestrādā. Nākamais runātais um, - Čambatska kungs. Tautas partijas goe un um, sociālistu pārstāvji šeit zālē lūdzu ieklausieties manis teiktajām. Ja jūsu priekšlikumi cietuši neveiksmi. Jūs ierosinājums dot uh, naudu Turcijai uh, vienkārši nav bijis veiksmīgs un nekā ir jau pašā sākumā par to mm, brīdinājusi, bet jūs neklausāties. Šī integrācijas mēģinājumi neizdodas, kvotu politika neizdodas, krīzes pārvaldīšana neizdodas, uh, ķelnes epizodes to pierāda. paskatieties uz bēgļiem, kas pastrādā noziegumus, tas viss ir jūsu kļūda un jūsu atbildība. Vajadzētu izbeigt eh, šo tukšo runāšanu un jābeidz arī atvainoties. Tagad eh, Reimers Beigalūdzu. Paldies! Ārējo robežu aizsardzība ir uh, mūsu kopīgais uzdevums. Jāsadala slogi attiecīgi un finanšu līdzekļi, kā tā to paredz uh, līguma 80. pants. Jādefinē drošas uh, izcelsmes valstis. Tas bija jādara jau sen. Jā, mēs neuzlabosim mūsu kaimiņattiecību politiku, tad eh, šī krīze tikai padziļināsies. Mēs runājam par Turcijas eh, bēgļu atbalsta mehānismu. Mēs sākumā runājam par 2,5 eh, miljārdiem no dalību valstu budžetiem un līdzīgu summu no Eiropas budžeta. Tagad uh, Mēs runājam par vienu miljārdu no Eiropas budžeta, un tagad eh, ceturtdienas Londonas donoru konferencē mēs runājam par divu ar pus miljārdiem kopumā. Tātad, principā, mēs dubultojam uh, solīto summu. Vai tas ir kaut kas jauns, vai tā tas tika lemts jau iepriekš. Un tad mēs sakām, ka uh, arī Maķedonijai uh, un Turcijai būtu jāsaņem papildus, papildus naudas. Bet um, no kuras kategorijas šie līdzekļi tiks um, smelti vai uh, mēs te nepārkāpjam mūsu pašu mājas noteikumus, runājot par budžeta organizēšanu. Paldies! Um, Pīrī kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Tas kādri jūtams solidaritātes deficīts Eiropas Savienībā. Viktora Orbāna politika, veca Eiropa. Nīderlandes valdībai eh, parādās alternatīva likumīgai migrācijai. Mēs runājam par eh, noteiktu skaitu uzturēšanās atļauju gadā. Mēs gan vajadzētu, mums gan vajadzētu būt ambiciozākiem. Un eh, aktīvāk jāapkaro nelikumīga migrācija un nelikumīgie migrācijas maršruti. Bet komisija pašā sākumā šos plānus ir noraidījusi Avramopulos kungs. Jūs varat izskaidrot, um, kāpēc uh, komisija noraida šo Nīderlandes uh, plānu un uh, kā norit sarunas ar padomi. Paldies, Vandālenkungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu jā, izskan ļoti dažādi priekšlikumi, ko darīt ar bēgļiem, dažādi plāni, bet eh, jābeidz runāt un jāsāk rīkoties. Plāni mums vairs nelīdzēs. Mums jāorganizē konference un eh, jādara tā, ka eh, vēlot pāvestu. Mums jāieslēdz visi vienā ēkā un nav jālaiž ārā, kamēr uh, nebūs vienojušies. Jo te cilvēku dzīvības ir uz likmes, un uh, mēs to nevaram ignorēt. Bet atkal runājot par Maroku, Alžīriju un uh, līdzīgām valstīm, uh, kur runa nav par cilvēku dzīvībām, tur situācija izskatās pavisam citādi. Mums uh, arī runājot par Turciju, nevajadzētu pieļaut Uh, ka Turcija izmanto šo izdevību, lai uh, pievienotos Eiropas Savienībai. Tas jādara ar kaimiņattiecību politikas palīdzību. Paldies, Koelio kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, uh, padoms pārstāvi, komisijas pārstāvi. Kopš krīzes sākuma es jau teicu, ka mums jārīkojas divos virzienos uh, - īstermiņā un ilgtermiņā. Nepieciešami dažādi pasākumi. Tātad īstermiņā ātri jārēģē un ilgtermiņā jāmaina politika. Ilgtermiņā jāmaina likumdošana, jāparedz tādi glābšanas mehānismi, kas nav tikuši paredzēti un vidusjūras reģionā jau ir piedzīvotas vairākas smagas traģēdijas, Schengens zona neiztur spiedienu, Grieķiju apdraud bēgļu plūsmas, um, nav um, vienošanās ar Turciju, valstis rīkojas egoistiski, nereģē uz uh, šo problēmu, kas kļūst tiešām tad ļoti neatrisināma un um, Schengena zonā mēs vienmēr esam runājuši par ārējo robežu kontrolēšanu. 2013. gadā mm, tika spērti pirmie soļi, lai stiprinātu ārējas robežas, tad kaut ko mēs varam darīt, bet uh, pēc šīs krīzes sasniešanas mēs uh, redzam, ka Eiropas Savienībai jādara vairāk un Frontex jāpiešķir vairāk pilnvaru. Paldies, Gairkungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze un dargie kolēģi! 2016. gada budžetam es mobilizējusi visu, kas finanšu bijis pieejams, miljārdi ir mūsu rīcībā, lai apkarotu uh, bēgšanas uh, sim, iemeslus, lai uh, palīdzētu bēgļiem, ir arī trust fondi, mm, un dalībvalstīm ir jāiemaksā šajos fondos, bet daudzas to nedara. Kāpēc tad ir, vieno, ir vienošanās par šiem instrumentiem, ja tie faktiski netiek izmantoti? Mēs uh, uh redzam, ka e, Eiropas Savienība, uh, Eiropas Savienība ir instrumenti, lai efektīvi pārvaldītu bēgļu krīzi. Uh, parlaments uh, te ļoti efektīvi strādā, un kāpēc tad mēs no avīzēm uzzinām par palīdzības eh, sniegšanu Turcijai. Padomēji, tad vairāk un daudz ciešāk jāsadarbojas ar parlamentu. Paldies, priekšsēdētāji. Daži cilvēki nepamatoti apvaino Grieķiju par to, ka tā neierobežo bēgļu plūsmu, kas šķērso Egejas jūru. Kolēģi, šis jautājums par tūkstošiem bēgļu, ko Egejas jūrai pāri vēd Turcijas cilvēku tirgotāji, nu, ko, ko tad Grieķijas iestādes var darīt? Eh, nos, mm, nogremdēt kuģus ar bēgļiem. Un mēs par to jau esam daudz runājuši, ka. Grieķija ir kļuvusi par uh, magnētu par pievilkšanas punktu bēgļiem. Tas ir tādēļ, ka tā ir vienīgā Eiropas dalība valsts, kas eh, viņi ir, tu, ir tu, vistuvākā Turcijai, un attiecīgi tur var iegūt arī uh, dokumentus ceļošanai Schengens telpā, jo daudzu bēgļu galvenais mērķis ir uh, Vācija. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu runāt atklātu valodu. Mēs redzam, ka cilvēki tiec uz Franciju, Dāniju, Vāciju, un mums ir jāveido Turcijā atbilstošās struktūras, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos. Paldies tālāk, Kirtsos kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem mums ir jāpiešķir Turcijai finansējums, kas tai tika solīts, uh, lai tā varētu atbalstīt miljoniem bēgļu, kas patreiz atrodas Turcijā, jo ilgāk mēs kavēsimies, jo vairāk samilzīs bēgļu krīze. Es domāju, ka ja mēs vilcināsimies, uh, tad uh, Egejas jūrā situācija pasliktināsies. Mēs runājam par apmēram 150 tūkstošiem cilvēkiem katru mēnesi kopš aprīļa, bet tas tikai tad, ja Ankaras politika kļūs e, ierobežojošāka, tad mēs varam sagaidīt, ka bēgļu plūsma varbūt samazināsies. Mums vispirms ir nepieciešams piešķirt finansējumu, ko solījām Turcijai, ja mēs gribam, lai Turcijas varas iestādes atbilstoši rīkotos. Ja mēs atbalstīsim Turcijas uh, nometnēs, bēgļu nometnēs esošos cilvēkus, tad mēs attiecīgi varam sagaidīt kādu pozitīvāku ankaras reakciju. Daudz cilvēki uzskata, ka kavējoties sūtīt naudu vai vispār nesūtot to, mēs sodīsim Turcijas valdību Nu jā, man par viņiem nav īpaši labs viedoklis, bet es uzskatu, ka šāda kavēšanās ar finansiālas palīdzības sniegšanu nozīmē to, ka mēs tikai vēl vairāk apdraudēsim miljoniem bēgļu stāvokli. Paldies, nākamais eh, runātājs Vjotīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Mēs eh, pēdējo stundu, nedēļu, mēnešu laikā tikai runājam, runājam un runājam, bet Protams, e, šīs debatas ļoti bieži notiek starp e, Weber kungu un Itālijas valdību. Es domāju, ka mums ir jāatrod um, pareizie vārdi un reālais risinājums situācijai. Ko Ungārijā Orbāns, piemēram, pārstāv? kāds ir jautājums tā saknē. Mums ir nepieciešama konkrēta rīcība politika. Mēs redzam, uh, ka ir problēmas ar bēgļu uzņemšanu. Mēs runājam par to, kā palīdzēt Itālijai, kā Grieķijai, kā palīdzēt bēgļiem Grieķijā. Par šādiem praktiskiem jautājumiem mums būtu jārunā, nevis jāteoretizē par politiku. Noslēgumā es gribētu teikt, ka reālais uzbrukums no Weber kunga patiesībā ir komisijai un prezidentam Junkeram. Paldies tālāk, Barekova kungs. Thank you. Paldies! Es eh, esmu ne tikai Eiropietis, bet pirmkārt Bulgārs. Es eh, uzskatu, ka tiek būvēti jauni mūri, ja, piemēram, jauns Berlīnas mūris eh, sadala Eiropu bagātajos un nabagajos, bagātajās valstīs un nabadzīgajās valstīs. Merkel aicināja pie sevis migrantus, izmantojot Vācijas ekonomikas spēku mm, eh, Erdogans tirgojas ar Daešu, ar naftu, bet mē, es domāju, ka mums ir jādomā par ārējo robežu tādās valstīs kā Bulgārija un Grieķija, jo mēs nedrīkstam kļūt par buferu valstīm, par buferu zonām, kas aizsargā pārējo Eiropu. Es gribētu, lai vācieši paši maksā miljārdus, un tad Eh, Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt eh, Bulgāriju un Grieķiju ārējo robežu sargāšanā un nedot šo naudu Turcijai, bet mums. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Zvera kungs. Paldies, priekšsētāji! Es gribētu pateikt dažas lietas. Pirmkārt, jautājums par vardarbību pret bēgļiem ir ļoti svarīgs, un mēs nedrīkstam pievērt uz to aci, tīpaši, kad runājam par bērniem, par tūkstošiem, desmit tūkstošiem bērnu. Organizētā noziedzība nesēž rokas klēpīs salikuši, viņi izmanto savā labā šo problēmu. Mums ir jārūpējas par mūsu Eiropas meitenēm, mums viņas ir jāaizsargā, un jūs zinat, kāpēc. Ir daudz svarīgi jautājumi, uz kuriem jāatrod atbildes. Mēs gadu desmitiem esam centušies kaut ko risināt, bet reāli neko neesam atrisinājuši kā organizēt, kā ierobežot migrantu plūsmas, bet mēs nedrīkstam izgāzt dusmas uz bēgļiem kopumā. Mums ir jāsaliedē savi spēki un uh, jāīsteno Schengen. Tas ir pārbaudījums mums visiem un visai Eiropas Savienībai. Paldies Dievam, daļa no risinājuma ir atrasta, izveidojot Eiropas robežsārdzi. Vispēcot gribētu uzsvērt jautājumu par bēgļu statusu. Mums ir jāglābj Eiropas Savienība par jebkādu cenu, un šim mērķim mums vispirms ir jāatrisina uh, situācija ar migrantu plūsmām. Palīdzēsim Albānijai, Maķedonijai un Bulgārijai, ka tām tas ir nepieciešams. Ja nē, tad mums nāksies atgriezt atpakaļ ekonomiskos migrantus. Paldies, Fernando Lopes Akilāra kungs komisāra kungs, mēs atkal un atkal ilgi un gari un skumji debatējam, bet ne jau par bēgļiem, mēs debatējam par Eiropu. Mēs redzam, ka cilvēki mirst, cilvēku klīčus izskalo pie Eiropas krastiem, un es domāju, ka Eiropa Eiropa ir skumja par to, ka cilvēki ir pamest likteņu varā. Mēs e, redzam, ka Eiropol, piemēram, ir teicis, ka desmit tūkstoši bērni ir pazuduši, desmit tūkstoši bērni pazuduši uh, cilvēku tirgotāju rokās. Un tas ir nepieļaujami. Žaks Delors teica, ka tas ir kā ritenis, ja jūs eh, to neminaties, tad jūs apkritīsiet. Mēs pietuvināmies Eiropas drumākajai un tumšākajai stundai tādēļ, ka trūkst solidaritātes. Mēs redzam, ka cilvēki ir pilnīgi pametuši likteņu varā neaizsargātos. Paldies! Paldies priekšsētātāji! Mēs eh, dzirdējām garu uzskaitījumu par eh, kādas deklarācijas eh, ir pārkāptas, bet es domāju, ka mums trūkst šīs uzticības. Kad kāds aicina mm, konkrēti palīdzēt, tad mēs negribam dzirdēt reālo taisnību par bēgļiem, cik mm, daudz eh, bēgļu vidū ir eh, kristieši, piemēram. Konkrēts fakts par to, par ko ir informēts arī Eiropas parlaments, piemēram, šajā rezolūcijā. Es jau vairākas nedēļas uh, un gaidu risinājumu, jo nav ērti klausīties to, ka dažreiz bēgļi un imigranti nav viens un tas pats, bet viens otram tiek prestatīti. Šeit mēs nerunājam par solidaritāti, bet runājam par multikulturālismu, tad tās valsts, eh, kurām ir eh, bijusi laime no tā izvairīties, tomēr pateicīgs par to. Paldies tālāk, Matērs Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība saskars ar milzīgu migrācijas spiedienu savām ārējām robežām, kas apdraud dažādu nolīgumu ievērošanu, ieskaitot Schengenas līgumu. Par spīti šiem apstākļiem, es domāju, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp nepieciešamību aizsargāt patvērumu meklētājus un mūsu starptautisko saistību pildīšanu no vienas puses un no otras puses. Uh, atteikšanos uzņemt ekonomiskos migrantus. Atbilstoši pēdējiem datiem apmēram 550 tūkstoši migrantu no Turcijas katru dienu dodas uz Grieķiju. Katrā ziņā mēs esam pateicīgi komisijai par esošajiem priekšlikumiem, bet es domāju, mums ir jāatrod risinājums, jo ātrāk, jo labāk. Es esmu pārliecināta saprast, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešamā likumdošana, tikai šīs normas ir jāpiemēro un jārealizē, un mums ir jāaizstāv Schengena. Tajā pat laikā mēs nedrīkstām pārsniegt atbilstošās robežas kvotu sistēmas izveidošana un šo karsto punktu izveidošanas sistēma ir nepilnīga. Ir divas galvenās prioritātes, kas Eiropas Savienībā ir jāīsteno. Eiropas Savienībā ir jāpanāk vienošanās par 3 miljārdu eiro finansējumu Turcijai, jo starp 2016. un 2017. gadu šis finansējums varētu ļaut kontrolēt bēgļu plūsmu. Turcija ir strateģisks partneris bēgļu plūsmas kontrolē. Šī ir vēsturiska situācija, un Eiropa nedrīkst atļauties uzņemt ikvienu. Paldies! Tālāk Denano kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Vairāk pa diviem miljoniem bēgļu šī, šī ideja uh, par to, ka šos bēgļus lielākoties no Sīrijas ir uzņēmusi Turcija, tas, tam nevajadzētu mūs atstāt vienaldzīgus. Uh, mums vajadzētu izdomāt risinājumu šai situācijai. Turcijai ir tāda svarīga ģeostrateģiska pozīcija, un mums jāapzinās, ka Turcijai no tā rodas arī saistības, bet arī Eiropas Savienībai. Uh, ideja par sadarbību ar Turciju ir inteliģenta. Tagad jāvienojas, kurš tad maksās dalību valstis vai ES budžets vai abi divi un kurš saņems palīdzību valdība Turcijā vai nevalstiskās organizācijas un kurš kontrolēs šo līdzekļu sadalīšanu. Šiem jautājumiem jāatbild. Vajadzētu darīt visu, lai Turcija ar cieņu varētu uzņemt šos bēgļus um, pie sevis. Paldies. Un tagad Kristoforu kungs lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Bēgļu problēmas kar pilnīgi mūs visus. Uh, un var teikt, ka tas ir skārs pašu Eiropas Savienību. Nu, labi, kur esam, tur esam, bet es domāju, ka ir svarīgi izdarīt Ja mēs būtu darījuši to, ko Eiropas Savienība ir solījusi, tad mēs nebūtu nonākuši šādā situācijā. Mēs nesam snieguši vajadzīgo finansiālo atbalstu. Cik daudz pasākumu, cik daudz programmu Eiropas Savienība ir īstenojusi, eh, kur, kamēr ASV, Krievija, Arābu valsts un arī citas neko nav izdarījušas, bet tās kritizē Eiropas Savienību. Varbūt, ka tas, ko mēs izdarījām, nav pietiekams, bet tomēr mēs esam kaut ko darījuši. Tāpat, piemēram, Grieķija uzņem bēgus, tajā pat laikā citas valstis būvē mūrus, žogus, šķēršļus, bet Grieķija parāda reālu solidaritāti, neņemot vērā to, ka mums trūkst līdzekļu, ka mūsu ekonomika ir vāja. Grieķija ir kā piemērs citiem, un tie, kuri visu laiku ar kritiku vēršas pret Grieķiju, nav uh, pelnījuši Eiropas Savienības cieņu un atbalstu. Es atceros par mūsu saistībām, bet es gribētu, lai arī Turcija to dara, jo Turcija sūta tos bēgļus tālāk Grieķijas virzienā. Nu, tad Grieķija varētu griezt viņus atpakaļ uz Turciju, vai ne? Uh, vēl priekšsētā es gribētu teikt, ka ir nepieciešams atbalstīt Grieķiju un Grieķus, un mums vajadzētu piešķirt Nobelprēmiju. Paldies! Daks. Paldies, eh, Postas kundze tālāk, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāji. Nu, te sēž jau kopš um, trījiem pēcpusdienā. Diskusija turpinās, bet jo vairāk tā turpinās, jo vairāk vīlusies un uh, tādā kā neizpratnē jūtos. Diskusijā ir uh, pieminēt daudz dažādu jautājumu. Tāds uh, veselu jautājumu varavīksni, bet. Uh, risinājumu neiezīmējis. Un es domāju, ka līdzīgi būs arī daudzi, ja ne vairums pilsoņu Eiropas Savienībā. Mēs riskējam. Mēs riskējam apdraudēt visu kopējo Eiropas projektu, mūsu vērtības. Mēs riskējam tāpat arī zaudēt um, pilsoņu uzticību. Un ne tikai uzticību mums, bet Eiropas projektam kopumā. Es domāju, ka um, mēs, protams, aizstāvam cilvēktiesības un, un uh, nodarbojamies ar humanitāro palīdzību, jo mēs to nedrīkst, tad kas to darīs? Gal pats ir rasisms un labējās um, ideoloģijas, mēs mēģinām par to cīnīties. Um, nu, ja mēs darīsim neveiksmi, tad kas notiks? Mums Eiropas Savienībā ir pienākums meklēt kopējus risinājumus. Ir nepieciešams, protams, um, ņemt vērā daudzveidību, ir jāstrādā kopā ar padomu un komisiju. Un pagaidām šī sadarbība diezko nevedās. Svagākā Amnesty International ziņojumā Mēs esam redzējuši, ka migrantu bēgļi, tātad bēgļu bērnu un sievietes eh, tiek pakļauts vārdarbībai. Kurš tad aizstāvēs šo cilvēku tiesības, ja ne mēs? Paldies! Paldies, nākamais Radeka kungs. Да се даде ясна визия за Paldies, priekšsēdētājs kundze, ir pienācis laiks uh, saprast, kā tad izskatīsies mūsu bēgļu politika, vai mēs turpināsim piemērot atvērto durvju politiku šajā jomā, vai uh, vēlamies mazināt bēgļu plūsmas un garantēt uh, ES pilsoņu drošību, ne pārkāpjot starptautiskos likumus. Es vēlos uh, vairākas, vairāk kontrolas, vairāk pārbaužu uz uh, robežam. Um, Bulgārija vēlētos um, tajā ieguldīt. Bet tas jādara visiem, jo tikai kopīgiem spēkiem tas izdosies, un ja mēs to darīsim uh, prātīgi, tad mums izdosies arī saglabāt brīvo pārvietošanos. Tāpēc uh, ļoti svarīgi Frontex piešķirt attiecīgo mandātu, nu, lai tā rūpētos ne tikai par Schengens robežam, bet visām ārējām robežam. Uh, tas pierādītu, ka mēs meklējam Eiropas līmeņa risinājumu šai bēgļu krīzei. Diemžēl Bulgārijā robežsardzi ir ļoti smags uzdevums kontrolēt robežas ar Turciju, un ārvalstu NVO bieži kritizē mūs. Tas nav pieņemams. Un tīpaši tāpēc, ka visas veiktās izmeklēšanas uh, ir pierādījušas, ka neviena, ne, neviens no ES noteikumiem šai ziņā nav ticis uh, pārkāpts. Uh, atgādināšu par uh, to, ka mums jāsadarbojas un jāpalīdz dalībvalstīm, īpaši tam, kas ir tranzīta dalībvalstis un uzņem pie sevis vislielāko bēgļu skaitu. Mums te jācīnās arī pret cilvēku kontrabandu un jādomā par to, kā mazināt bēgļu plūsmas. Paldies, Dalīkundze. Paldies, priekšstādā komisāra kungs, kolēģi. Nu, es uzskatu, ka, diemžēl, atrodamies situācijā, kurā tā ir tā, lai reāli risinātu krīzi, mēs te ķīvējamies savā starpā. Runājam rīņķi un apkārt, runājam par politiskiem pasākumiem, kur mēģis ir risināt vien migrācijas sekas un nevis rast risinājumu cēloņiem. Ir jāsaprot, ka mums jāstrādā kopā ar plašu partneru loku. Problēmas, ar ko saskaramies, ir ārpus robežām. Nu, un eh, krīze, ar ko saskaramies šodien, ir bez precedenta. Protams, tā pamatā ir eh, Dublinas mehānisma neadekvāta funkcionēšana, Schengen zonas problēmas. Tā rezultātā lielākais slogs gūstas uz to dalību valstu pleciem, kas atrodas uz mūsu ārējām robežām. Nu, nebakstīsim, protams, nevienam pirkstu acī, nemeklēsim vainīgos. Realitāte vienkārši tāda, ka Um, valsts, kas atrodas uz ārējām robežām, nedrīkst uh, tik atstātas vienotnē, lai tās cīnītos ar šīm problēmām pašas par sevi. Jāmeklē kopēja risinājumi. Citādi šis riņķa dances un runāšana riņķī un apkārtvienu turpināsies, un problēmas turpinās samēls. Paldies. Paldies, uh, Zomeris kundze. Paldies. Un jāsaka, ka pēdējās nedēļās tiešām esam diezgan Nu, dusmīgi par to, ka dzirdam, ka lūk ir nepieciešams Eiropas risinājums eh, krīzē, dēļ krīzē, bet šāds risinājums jau ir. Mums ir gan labi likumi, tiesību akti. Protams, jāskatās, kā tie tiks īstenot, situācija ir tāda neparasta. Bet katrā ziņā mums rīcībā ir tiesība akti, tie nebūtu nav peļami. Un tie regulē patvērumu meklēšanu un vienkārši daudz valsts tos neievēro. Nu, te būtu darbiņš mūsu pilsoņiem panākt to, lai, mm, nu, lūk, ignorētie tiesība akti beidzot tiek eh, īstenot. Vajadzētu izdarīt spiedienu uz valdībām. Un nu, nevajadzētu pieļaut, ka ir kādas iebildes un devās puses, kā tāpēc līdzekļi, nu, piemēram, ANO jau nesaka, ka viņiem, mm, ja pa īsu rokas sacīsim, Frontex arī aizbildinās ar to, ka viņiem nav personāla, viņiem nav pilnvaru, viņiem nav naudas. Un Turcija nav saņēmusi solītos 3 miljardus eiro. Bet, nu, būtībā, kas tad ir 3 miljārdi eiro? Tāds pieliens jūrā vien. Mēs, mēs padomājam par to, cik ir jau aizmukuši un, un cik vēl aizmuks uz, uz Grieķiju. Nu, lai valsts gan varētu gan sarūpēt šos 3 miljārdus eiro, tā vietā, lai uzņemtos visus šos, uzņemt visus šos bēgļus. Um, Vajadzētu nodrošināt arī to, ka tie, kas vēlas atgriezties, eh, rošādi iespēju. Un kur tad ir tik bieži no piesauktā Eiropas solidaritāte, kur tā ir pačabējusi? dalībvalsts atcerās par šo solidaritāti tikai tad, kad ir runa par naudas saņemšanu no eh, Eiropas Savienības budžeta. Nu, tādēļ viņi piesauc solidaritāti uz nebēdu. Bet tā viss nevajadzētu būt. Nedrīkstētu pieļaut un, un uh, skatīties, kā dalībvalsts izvairās no, no šīs solidaritātes un ļauj citām stiep šo smago nastu. Dalībvalsts jāsauc pie atbildības. Un es domāju, ka tieši šādā virzienā komisija vajadzētu strādāt. Arī te ir noteikti mehānismi var uzsākt gal galā līguma pārkāpuma procedūru, tiesu darbus tā sacīt, lai dalība valstis, eh, um, kas eh, izvairās no solidaritātes, ne, ne, nesaņem subsīdijas no budžeta. Paldies tālāk, eh, Kofoda kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, ārlietu ministra kungs. Priecājos jūs redzēt. Kā jūs visi zināt, tā sauktā Dublinas sistēma nestrādā, tā faktiski ir sabrukusi, un ja mēs nerīkosimies, tad sabruks ir Schengens zona. Nu, te pie vainas ir solidaritātes trūkums tiešām, trūks kopēja Eiropas piegājiena mm, migrācijas krīzē, trūks efektīvu kontrolas instrumentu uz mūsu ārējām robežām, un ir pārāk daudz eh, dalību valstu, kas nespēja tikt eh, galā ar saviem pienākumiem, nespēja uzņemt eh, bēgļus, Cits uzņēmušas, teiksim, desmitiem tūkstoši vērsties tikai pāris simts un pat vēl mazāk. Dalībvalsts, kas uz saviem pleciem iznes lielāko slogu, pie, piemēram, Vācija, Zviedrija, Austrija, nu, tām, diemžēl, nāks uzņemties papildus funkcijas saistībā ar patvērumu meklēšanu. Tādējādi mēs mēģinam tikt galā ar šo milzīgo bēgļu skaitu, bet tā viss ievensts ir tāds, ka Eiropa ne, nespēja tik galā ar, eh, pirmkārt, pirmkārt ar bēgļu krīzes cēloņiem. Nu, nespēja nodrošināt reālu solidaritātes mehānismu darbošanos. Tikai četras dalība valsts ir tikušas galā ar uh, savām saistībām 0,7% no IKP, kas būtu jāpiešķir humanitāriem nolūkiem, gan apvienotām nācijām, gan citām iestādēm. Un es aicinu komisiju padomu to neignorēt. Lūdzu, dariet savu darāmo, panākiet to, lai dalība valsts pild savas saistības gan attiecībā uz bēgļiem, gan attiecībā uz uh, šīs migrācijas krīzes uh, cēloņu risināšanu. Paldies, uh, tālāk Dievs Demēra kungs. Senora, Schengen está en peligro. Priekšstādātāji, Schengen zona ir apdraudēta. Pār to ir savilkušies mākoņi. Nedrīkst pieļaut, ka tā sabrūk. Nedrīkst pieļaut, ka cieši mūsu pārvietošanās brīvība, kas viena no pamata brīvībām. Protams, ir uh, jāglāba uh, dzīvības un jāievēro um, tiesību akti, bet uh, jāmeklē risinājums cēloņiem, jāpanāk tam, ka karš Sīrijā tiek izbeigts, tam tiek pielikts punkts, un atkārt mēs pildam savus pāri izmitināšanas un uh, bēgļu uzņemšanas saistības, ka tam piešķiram gan finanšu, gan humanitāro palīdzību. Aicinām, lai komisija un padomu tuvākā laikā sarūpētu Turcijai solītos 3 miljardus eiro Šai naudai jau, jau bija jābūt galdā. No, es to arī tiešām tuvākā laikā sarūpēt kopā ar valdībām, kopā ar attiecīgām institūcijām. Aicinam um, padomu rast uh, risinājumu izēju no šī te stropceļa. Tāpat arī jāuzlabo bēgļu uzņemšanas um, mehānismus, uh, uzņemšanas uh, apstākļi, katram jāveic savs darāmais. Jāpanāk, lai iebraucošo bēgļu identifikāciju un reģistrācija būtu labāka. Tāpat arī viņa pārizmitināšana, viņa ekonomiskā un sociālā integrācija jānodrošina. Tam visam jāvēlta pienācīga uzmanība. Tieši integrācija ir ārkārtīgi svarīgs eh, aspekts. Un eh, tad, kad beigsies šis eh, militārais konflikts, jānodrošina iespēja cilvēkiem atgriezties dzimtenē, ja viņi to, to vēlas un spēj. Bet, kamēr tas nav iespējams, tikmēr jānodrošina viņiem papildus. Um, Mm, aizsardzība, integrācijas pasākumi, un kādās jānodrošina, ka tie, kas nevar pretendēt uz uh, starptautiskās aizsardzības uh, status, to arī nesaņemtu. Paldies! Paldies tālāk, Jēņģis kundze! Condivido pienamente quanto detto dalla Commissione e dal. Priekšstādātājs uh, pilnībā um, atbalsta komisijas un padomas sacīto un, un, un arī paveikto. Un tomēr daudz darāmā vēl pirms uh, Nu, radīsim ilgtermiņtājošu risinājumu. Šajās kopējās debatēs eh, arī mēs redzam, ka aizvien tiek piesauktas tas, ka trūks politiskās gribas, trūks eh, reāli tādu ambiciozu lēmumu, ko atbalstītu gan padomu, gan komisiju. Mums situācija ir tāda skandaloza, es sacītu. Pat labāk eh, daļa valsts izpildījuši tikai 400 pāri izmitināšanas pieprasījumus. Mēs būtu naivi, ja mēs cerētu, ka migrācijas plūsmas eh, aprausies pašas no sevis. Bet, protams, jāievēro cilvēktiesības un pamattiesības, eh, domājot par eh, cilvēku eventuālo pārsmitināšanu tā tālāk. Protams, jāievēro mm, princips, ka cilvēka dzīve ir augstākā vērtība, jādara viss iespējamais, lai šīs dzīvības arī glābtu. Bet jāizvairās no liela apmēru humanitārām uh, katastrofām. Nevajadzētu arī dot papildus amunīciju populistiem, labējām partijām, kas to vien tīko. Paldies, Greslas kundze tālāk. Herr Kommissar, ich finde Sie extrem tapfer heute. Komisār kungs, uh, jā, nu jūt jums līdzdara pilnas rokas, bet uh, tagad te domājam par to, kādēļ no iepriekšējās finanšu programmas nav bijis, bijis pietiekams atbalsts. Un tāpat arī varētu runāt par, par jūsu projektu. 80% no, no naudas aiziet citiem līdzakļiem. Bet uh, runājot par naudu, kas tikā tiek piešķirta bēgļiem, man tiešām tā nonāk bēgļu rīcībā. Un kādēļ tiek runāts par jauniem līdzekļiem, par, par uh, trusta fondu, jo, kas līdz šim netika apspriests. Nedaudz pievienoties kolēģiem un kolēģiem un kopā ar viņiem strādāt, lai meklētu kopējus risinājumus. Es kopumā pozitīvi vērtēju jūs priekšlikums. Protams, komisijas priekšlikums ir nepieciešams spēt soli tālāk. Ir jāpanāk, lai dalība valsts, kuras te piesauc solidaritāti katrā brīvā mīnā brīdī, arī šo solidaritātes principu tomēr arī ievērotu arī šajā situācijā. Mēs esam redzējuši, ka šādi instrumenti jau, radi, jau ir panākuši uh, pozitīvu iznākumu. Bet nav runa par, par Vāciju, Turciju vai Itāliju un tā tālāk, bet ir runa par, visu, par visiem kopā, par Eiropu kopumā. Aicinu kolēģis, kas pieder pie noteiktām pārtījām, tur mēs kopā ar uh, valdībām un, un uh, saviem ministriem, lai rastu kopēju risinājumu. Šī debata ir svarīga un interesanta, bet, protams, lietas jāsauc īstajos vārdos. Paldies. Paldies. Mecels kungs tālāk. Uh, Mecels kungs. Priekšsēdājs sēž te 4,5 stundas, bet joprojām uzskatu, ka ir pareizi un pamatot, ka šī debata izvēršās, tiek risināta. Un tomēr pilsoņi pieprasa konkrētus darbus. Tāpēc gan runāts Esam runājuši gari un plaši. Ja dalībvalsts nevar vienoties par aktuāliem jautājumiem, tad nav nekāds brīnums, ka cilvēks zaudē uzticēšanos politiskiem procesam. Ir bezjēdzīgi vienoties par tiesību aktiem, ja nevaram realizēt uh, šo, šo aktu īstenošanu un trūks politiskās gribas. Runājot par Schengens uh, zonu, Schengens telpu, iekšējo robežu nav tādēļ, ka esam solījuši nodrošināt ārējo robežu drošību. Viens ir atkarīgs no otra. Mēs uzticējamies tam, ka dalībvalsts pildīs savas saistības, nosargās šīs robežas, nu un šur tur tomēr esam um, piedzīvojuši sakāvi. Līdz ar to ir nepieciešami spēcīgāki pasākumi, bet ar šiem pasākumiem vien nepietiks. Ir nepieciešama holistiska, globāla pieeja, kas ņem vērā daudz dažādu aspektu daudzveidību. Par atgriešanu. Jā, personas ir jāatgriež, tad, ja tās nevar pretendēt uz patvērumu statusu, Tiešām, ja cilvēks nevar palikt Eiropā, tad vismaz jānodrošina, ka viņš ir ātri un arī droši nodrošināts atpakaļ. Bet savukārt tie, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, un tiem jādod iespēju rast šo patvērumu šeit, Eiropā vai citās drošās valstīs, izaicinājumu, protams, netrūkst. Bet reāls risinājums ir divējāds. Pirmkārt, jādod uh, cilvēkiem iespēju realizēt savas tiesības, bet otrkārt jāievēro ir Eiropas vērtības. Visbeidzot, nesenie teroristu uzbrukumi Eiropas pilsētās, kā arī populistiskā ksenofobija, tās uzplaukšana Eiropā ir visai satraucoša. Notikumi ķelnē, kā arī teroristu uzbrukumi Parīzē un citviet, eh, spilti runā par to, kas, cik daudz mums darāmā. Mums jāvēršas pret uh, naida kurināšanu un mums kā paldies šajā ziņā ir īpaša atbildība, ko nedrīkstēt ignorēt. Paldies. Un tagad uh, Fernandes kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, padoms pārstāvji. Lai atrisinātu bēgļu krīzi, vēlos piedāvāt vienkāršu recepti. Respektējiet Eiropas Savienības vērtības, lai mums būtu īstā solidaritāte konkrētiem pasākumiem, kā, ja, kā jau Roberts Šumans paziņoja, uh, 1950. gada slavenajā deklarācijā, 9. maijā, 9. maijā deklarācijā. Tad eh, mēs panāksim arī ilgtspējīgu mieru, atrisināsim krīzi, pārvarēsim šķēršļus, eh, stāsimies pretī izaicinājumiem, kas mums ir solidaritāte nenozīmē tikai saņemt, tā nozīmē arī dot. Un, um, vai ir pieņemams, ka dalībvalstis eh, saņem miljonus, miljārdus uh, lielas subsīdijas, uh, bet no kabatas nevēlas izņemt ne centu, kad uh, jāpalīdz um, atrisināt šo kopīgo krīzi. Tas ir tāds paradoks, un es vēlos uzdot jautājumu šajā sakarā. Ir tādas dalībvalstis, kas tiešām nevēlas neko iemaksāt, bet mums taču ir sadalīti šie slogi. Uh, Mm, mēs uh, runājam par palīdzību Jordānijai un Lībijai. Un mums jāpanāk, lai šī palīdzība tiešām tiek sniegta un uh, tiek uh, uh, izkontrolēta uz vietas. Uh, tas ir svarīgi, lai neiekristu galējībās. Paldies, kurāts bilt būs, kundze būs pēdējā runātāja pirms brīvā mikrofona. Paldies priekšsēdētājiem! Dalībvalsts nevar vienoties, un tāpat laikā uh, mirst uh, bērni, iet bojā bēgļi vidusjūrā, notiek cilvēku traģēdijas. Un tāpat laikā Eiropas Savienība bēgļiem nozīmē drošu ostu. Vismaz viņam ir tāda vīzija. Mums grūti vienlāpšanas pasākumiem. Mums ir uh, it kā idejas, uh, priekšlikumi par uh, atgriešanu, par uzņemšanu, uh, par tehnisku organizāciju, bet mēs nevaram kaut kā organizēt racionālā veidā. Jāpalīdz Jordānijai, Lībijai, Sīrijai, Turcijai arī, jāpiešķir pilnvaras Frontexam, patvēruma aģentūrai Turcija ir daļa no risinājuma, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Ne visi, kas ierodas Eiropā, arī paliks, līdz ar to svarīgi ir paņemt eh, pirkstu nospiedumus un uh, saprast, kuram nepieciešama starptautiskā aizsardzība politisku iemeslu dēļ un uh, ekonomiskiem bēgļiem. Efektīvas robežu kontrolas ir neatņēmama uh, sastāvdaļa ceļā uz efektīvi funkcionējošu eh, Eiropas Savienību. Dalībvalstīm jāsaprot, kas notiks, ja Schengen zona nepastāvēs. Te padomi spēlēs rugunim. Paldies, tālāk pārējām pie eh, brīvā mikrofona procedūras. Ir ļoti vēls laiks, mēs esam iekavējuši debatas, tādēļ es gribētu lūgt jūsu piekrišanu tam, ka es došu iespēju izteikties tikai sešiem. Tātad Šaidraus kundze lūdzu vispirms. Vážený pane místo předsedo, eh, pane... Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jārīkojas ātrāk jo situācija neuzlabojas ar šo bēgļu krīzi. Man ir trīs tādi ļoti nopietni komentāri. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība jārūpējas par bērniem, jo bērnus visvairāk skar šī traģēdija. Jāizveido instruments, lai bērnu situācija būtu drošāka, īpaši tad bērnu, kas ierodas bez pavadošām personām. Uh, Viņi ir jāuzņem drošos centros. Eh, nevajadzētu pieļaut, ka tie paliek tādi bezpajumtnieki uz ielām. Te Frontex vajadzētu aktīvāk iejaukties. Tad eh, robežu kontrole. Nu, otrā piezīme. Jau 18. Eh, februārī padomē vajadzēja pieņemt lēmumu par robežu kontrolēm, sauzemes robežām un jūras robežām. Tas būtu nākamais solis solidaritātes virzienā. Paldies, um, um, Šodrovas kundze. Paldies. Um, cilvēki piedzīvo pilsoņu karu pie sevis uh, un vēlas uh, aizbēgt no tā visa, vēlas uh, doties. Uh, uz drošām, drošākām valstīm pie, pie mums, un, uh, protams, mums šie cilvēki jāuzņem un jāpiešķir viņiem patvērums. Tā, tādas ir Eiropas vērtības, un politiskām partijām par to jāiestājas. Tur, kur uh, pastāv tādas vairāk uh, rasistiskas pārliecības un uh, izskan nu, tādi argumenti, mums pret to ir jācīnās. Vai komisārs var apliecināt, ka tur arī kaut kas notiek? Paldies. Tālāk Hilda Valtmans kundze lūdzu. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik wil... Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos ļoti īsi izteikties par Kirku Kopkunga sacīto. Lui Mišels. bija sadusmots, jo viņam nedēva vārdu, un tad viņu pielīdzināja kādam, kas bēgļus grib šaut nost, un tas nebija korekti. Es vēlos uh, lai mēs, uh, gan parlaments, gan padome, gan komisija, nēstu, nedzertu, negulētu, bet, jo tiešām pienācis laiks to darīt. Eh, desmitiem tūkstošu bērnu pazudušie bez vēsts, eh, vai mums ir rīcības plāns, kā viņus glābt, kā viņus izraut no laupītāju rokām. Nu, tad es jūtu arī, ka rasisms pieņemas spēku arī manā valstī. Ko jūs darāt, lai apkarotu rasismu? Es vēlētos atbildi, jo jums ir tāda atbildība atrisināt šo krīzi un garantēt cilvēkiem uh, cieņpilnu dzīvi, uh, pat ja viņiem ir cita um, ādas krāsa. Paldies! Tālāk Kostas Kristofalus kungs lūdzu. Ακούσαμε επικρίσεις κατά της Ελλάδας. Ja mēs tad dzirdējam kritiku Grieķijas adresē, jo Grieķija vilcinās organizēt šos uzņemšanas centrus Egejas jūras salās, bet mums jāpiekrīt, ka э, valsts, valsts šobrīd cieši no uh, smagākās ekonomiskās krīzes uh, savā pastāvēšanās uh, vēsturē, un tā jau objektīvi ir grūti kontrolēt uh, tādas bēgļu plūsmas, kas dubultojušās salīdzinot, teiksim, mm, ar situāciju pēc otrā pasaules kara un Grieķiju, neskatoties uz to kritizē, kaut arī Turcija netur solītu, nepilda saistības. Uh, Turcija atstāja bēgļus uh, atklātā jūrā un uh, šantažē Eiropas Savienību vēlas naudu. Nu, savukārt uh, cilvēku kontrabandistu ieņēmumi ieplūst Turcijas tautsājumniecībā. Kontrabandistiem ir saiknes ar cilvēkiem Turcijas valdībā, un tas ir jāizmeklē. So... Paldies! Tālāk Černukavan Anokungs, lūdzu elnök úr ebben az összevont vitában a migráció. paldies priekšsēdētājiem. Mm, jā, mēs runājam par migrāciju lielākoties, bet īstenībā mums jārunā par bēgļiem vairāk. Tā tā rakstīts arī nosaukumā. Citēšu kādu katoļu uh, bīskapu. Uh, Iebraucēju vairākums nav bēgļi, nav ģimenes, musulmaņi nevēlas pielāgoties, viņi ierodas no krīzes reģioniem un, un vēlas mums uzbrukt. Un ar to visu jātiek galā. Un mēs ar šīm problēmām nenodarbojamies. Mēs te runājam drīzāk par vārdarbību pret bēgļiem. Es domāju, ka parlaments te pieļauj smagu kļūdu. To apzinoties vai neapzinoties, mēs eh, mēģinām bēgļiem dot jaunas mājas, bet viņi mums uzbruk. Es nedomāju, ka vēlētāji to grib. Viņi ne, ne, ne jau tāpēc mūs ievēlē. Paldies. Tālāk Brunis Rope kungs lūdzu laisvo judėjimo sistema kitaip vadinama šengeno erdvė. Paldies priekšsēdētāji. Pilsoņu brīvā pārvietošanās Schengenas zonā ir ļoti svarīgs ieguvums Eiropas Savienībai, un mums eh, tas jāpatur. Es eh, saprotu dažu politiķu šaubas, eh, kas nevēlas izmantot eh, tam neparedzētus fondus, lai atrisinātu eh, bēgļu krīzi. Un um, tad vietēja Schengens uh, zonas uh, apturēšana vai iesaldēšana nav risinājums. Un, un um, katrā gadījumā mums vienkārši nepieciešams šos līdzekļus uh, atrast, un ja mēs to nedarīsim, tad jāsaprot, ka ilgtermiņā tas izmaksās vēl dārgāk. Uh, Varbūt e, katrai dalībvalstī vajadzētu tomēr e, atkal ieviest provizoriski iekšējās robežas e, pagaidām, tā kā pagaidu pasākumu saprotu valstu ideju, bet nu tad provizoriski tas ir atslē, izšķirošs vārds šeit. Pasaukšu. Paldies, Hetman kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, es gribētu eh, dažus vārdus pateikt par Schengenas telpu, kas ir um, mūsu tāds kopīgs sasniegums un par ko mums vajadzētu lepniem un to vajadzētu sargāt. Tas ir unikāls, svarīgs projekts, kas ir um, kļuvis par pamatu tam, lai praktiski varētu realizēt preču pakalpojumu un personu brīvu pārvietošanos. Un tas, eh, protams, eh, ir ļāvis eh, mums daudz ko sasniegt, bet Tagad krīzes situācijā mums vajadzētu šo sistēmu stiprināt un mums vajadzētu veltīt visas pūles tam, lai nostiprinātu Schengens ārējās robežas un šiem pasākumiem ir jābūt efektīviem, tāpat ir jāatvēl vajadzīgie līdzekļi. Un Mums ir, mēs atrīkstam aizmirst par partnerību ar Turciju cīņā pret šo eh, bēgļu plūsmu, un mums ir jāatrod efektīvs risinājums abām pusēm. Paldies! Paldies, Anna Gomeša, lūdzu! Paldies! Es biju lepna par to, ka esmu Portugālijā, tā kad pagājušo nedēļu Nacionālais parlaments vienbalsīgi noraidīja Dānijas priekšlikumu konfiscēt uh, bēgļu uh, vērtlietas un eh, nostājās um, reunifikā, ģimeņu reunifikācijas politikas ceļā. Uh, šie bēgļi ir taču spiesti bēgt un um, um, daudz no viņiem nenonāk līdz Portugālei. Es eh, vispār gribētu, lai viņi arī varbūt nonāk līdz Portugālei, jo mums uh, kopīgiem spēkiem jāsadala šie slogi un Itālija, jo, teiksim, pārāk daudz bēgļu un uh, Schengen zonas uh, apturēšana nav ilgtspējīgs risinājums, un vajadzētu Uh, kaunēties uh, ministriem padomē par šādu pieju. Ministri kriminalizē NVO un cilvēku tiesību aktīvistus, un tas ļoti satraucoši. Padomājiet par šiem pazudušiem bērniem, kas ar viņiem notiek. Nedrīkstam valdībām turpināt uh, ļaut netraucēti strādāt cilvēku kontrabandistiem. Mums vajadzētu uh, palīdzēt bēgļiem ilgspējīgi. Paldies, uh, komisāra kungs. Hāna kungs, vārds jums lūdzu. <clears throat> Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, uh, ministra kungs, dāmas un kungi. Grēslas kundzes intelektuāli pilnīgi saprot jūsu teikto kā varbūt šodien būtu iespējama arī alternatīva. Bet uh, tomēr vēlos pateikties gandrīz 150 runātājiem, kas eh, ir izteikušies šīs diskusijas ietvaros. Īpaši paldies tiem, kas izturējuši uh, visu šo diskusiju no sākuma līdz beigām. Es domāju, ka varam piekrist. Uh, jāpalīdz tam valstīm, kas atrodas vistuvāk Sīrijai un uzņem pie sevis uh, lielu skaitu bēgļu. Šīm valstīm ir jāpalīdz. Un uh, ne tāpēc, ka mēs uh, cīniski esam, bet tāpēc, ka mēs vēlamies tīri cilvēcīgi viņiem palīdzēt. Mēs runājam par 8 līdz 10 miljoniem potenciālo bēgļu no Sīrijas, un mums eh, jāpalīdz, lai šie cilvēki varētu, vismaz vairākums no viņiem varētu palikt reģionā, un ja atkal iestājas miers Sīrijā, lai viņi ātri varētu atgriezties un uh, rekonstruēt valsti. Mm, tad uh, iespējams vismaz daļēji šis miers varētu tikt atjaunots. Katrs eiro, kas tiek investēts eh, šim nolūkam, ne tikai Turcijā, eh, bet arī eh, Libānā, Sīrijā, Irākā, Irānā, šī ir ļoti laba investīcija no mūsu skatu punkta. Un to es vēlos teikt īpaši dažiem finanšu ministriem, kas varbūt citādi skata šīs lietas. Un nu, tas skar arī Turcijas mehānismu 3 miljārdi šie slavenie 3 miljārdi. Komisija, komisija bija grūtības vienoties ar dalību valstīm, izskanēja dažādas pārdomas. Un es arī uh, Burger kungs vēl uh, atgriezīšos pie jūsu teiktā. Uh, mēs mēģināsim tomēr atrast šos līdzekļus vienu miljārdu un tad vēl, vēl divus. Nav jau tā, ka šie trīs miljārdi tiek vienkārši atdoti uz visiem laikiem. Nē, tie ir domāti maksimāli divu gadu laikam un uh, Turcijai ir konkrēts uzdevums uh, labāk pārvaldīt šos uh, migrantu, uh, šīs migrantu plūsmas, uh, proti tās plūsmas, kas nāk no Sīrijas, jāorganizē attiecīgas uzņemšanas nometnes vai centrus, jāiegulda santāros apstākļos, izglītībā un um, Mēs, protams, piešķēram šos līdzekļus, un Turcija ir tāds konsultatīvs status. Protams, mēs ar Turciju runāsim par to, kā vislabāk izlietot šos līdzekļus. Bet uh, mēs esam tie, kas naudu piešķir, un mēs kontrolējam to, kā šīs naudas tiks uh, iztērētas atkarībā no vajadzībām. Šie trīs miljārdi ir tāds viens elements rīcības plānā. Lai veidotu no jauna attiecības ar Turciju. Es to saku tāpēc, ka visu laiku izskan, ka mēs nereaģējam uz uh, to, ka Turcija tiek pārkāptas cilvēku tiesības, ka mēs neko nesakām par to. Es varu garantēt, tieši gatavojoties 23. un 24. sadaļas eh, izdiskutēšanai, mēs neatkāpsimies eh, no tā, ka jāievēro cilvēktiesības. Eh, tas ir kaut kas, kas ir pilnīgi pašsaprotams. Un, Jārkungs, jums ir taisnība. Es arī vēlētos ja mums būtu vienkāršāks un uh, pārskatāmāks finansēšanas mehānisms. Bet uh, mums, mums priekšā ir izaicinājums. Mums vai nu jāpalīdz, vai nu uh, sevi pazaudēsim birokrātiskajās sarunās par to, no kurienes ņemsim šo naudu. Te gandrīz vai jārunā par to, vai uh, ugunsdzēsējiem jādzēš uguns vai uh, jādiskutē par to, uh, kādu dzēšamu līdzekli tagad izmantot un kas būs labāk šajā situācijā. Es vēlos pateikties arī Kristalinai Georgievai, ne kolēģei, par uh, palīdzību. Un vēl viens punkts, uh, par kuru izteiksies arī kolēģis Avramopulos, uh, migrantu uh, Mm, migrantu izcelsmes valstis. Te situācija mainās, un jā, man jāsaka, ka 40% no bēgļiem ir no Sīrijas. Tik tiešām pārējie ir no citām valstīm. ANO bēgļu augstais komisārs pagājušajā nedēļā man teica, ka uh, 45% uh, no afgaņu bēgļiem, kas ierodas Grieķijā, ir piedzimuši Irānā. Uh, un nu, droši vien te runa nav tik un vienīgi par bērniem. Un tā kā šīs bēgļu plūsmas tomēr ir diezgan sarežģīts pēc sastāva, un par to vajadzētu runāt politiski. Un pēdējais komentārs - mūsu sarunas būs efektīvas, ja varēsim nodrošināt labas kontrolas uz mūsu pašu robežām. Un tā jābūt galvenajai prioritātei, jo tikai šādi uh, aizstāvēsim arī Schengen zonu. Jo ja Schengen zona mums daudz ko ir devusi, un cilvēki pie tās ir pieraduši, un ka mums šeit Eiropā ir tāda telpa bez robežām, ar brīvu pārvietošanos, tas, tas kļuvis par rutīnu, par kaut ko pašsaprotamu, tātad jāgarantē ārējo drošību ārējo robežu drošība, un uh, es tiešām ceru, ka padome ieklausīsies komisijas priekšlikumā, pārņems to, attīstīs to tālāk un relatīvi ātri mēs nonāksim pie labiem rezultātiem un uh, spēsim savu politiku veidot racionālāk. Komisār. Paldies, komisāra kungs. Tālāk došu vārdu komisāram Dimitrim Avramopulus. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms vēlos pateikties par šīm auglīgajām debatēm, kuras bija garas, plašas, un jūs to tiešām izturējāt, un, un arī mēs, bet tas bija ļoti noderīgi. Es esmu priecīgs par to, ka mums ir kopīgi mērķi. Tātad godāt Eiropas vērtības, respektējot bēgļu tiesības un saglabājot Schengens telpu. Viens, ja ne pats taustāmākais Eiropas integrācijas sasniegums ir tieši Schengens telpa. Varat būt droši, ka komisija nevilcināsies izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai to aizsargāt. Tagad daži vārdi grieķiski maniem labajiem draugiem, deputātiem no Grieķijas. Acīm redzami, ka visas Eiropas Savienības, visas eh, Schengenas telpas eh, dalība valstis, eh, tām ir pienākums īstenot Schengenas kodeksa uh, normas, un tas ir viņu pienākums un atbildība. Bet eh, mēs eh, redz, mums ir jāsaprot, ka nekur netiek plānots eh, kādu no valstīm izslēgt no Schengens tāps, vai nedz arī kāda būtu paudusi vēlmi izstāties. Uh, Protams, mēs redzam, ka bēgļu plūsma pēdējā laikā ir būtiski pieaugusi un Eiropas komisija, tāpat arī Eiropas Savienības dalība valstis ir atvēlējuši līdzekļus. Komisija atbalsta Grieķiju un arī um, viss citas un dalība valsts atbalsta Grieķiju veicot iemaksas Eiropas Savienības budžetā tādējādi nepastarpināti atbalstot Grieķiju, bet tālāk pāriešu uz angļu valodu. Uh, Tātad atbildot uz Gīvu Ferhofštatu teikto debašu pašā sākumā, ko mēs cenšamies panākt, izveidojot uh, šos karstos punktus uh, Egejas jūrā, tas atbilst arī tām principām, tai idejai, kas bija pamatā veidojot ātrās reaģēšanas uh, komandas EASA Frontex, Eiropol un nepieciešams arī Eurojust. Viss šīs struktūras jau strādā uz vietas kopā ar starptautiskajām organizācijām, lai identificētu, reģistrētu bēgļus un arī noņemtu pirkstu nospiedumus. Komisija ir veikusi konkrēts pasākums, lai uzlabotu koordināciju, rīcības saskaņošanu neviens negrasās pārņemt no dalību valstīm robežu aizsardzību, bet atbilstoši solidaritātes principām eh, visām dalībvalstīm ir jāpiedāvā atbalsts šīm priekšējās fronts līnijas dalību valstīm, lai tās varētu izturēt šo spiedienu. Dalību valstu suverenitāti nodrošina Eiropas Savienības līgumi. Jā, Protams, ir, zinām, kavēšanās vai nepilnības, bet būtu nepareizi mainīt stratēģiju tikai tādēļ, ka ir iestājusies panika. Un šeit es lielā mērā piekrītu tām, ko teica Libe komitejas priekšsēdētājs Klots Morē, mēs gūsim panākumus tikai un vienīgi, ja darbosimies kopā. Grieķija ir pātrinājusi atbilstošo pasākumu īstenošanu un Mēs aicinām visu Eiropas Savienības dalību valstu valdības pildīt savus pienākumus. Komisija dara to, kas tā ir jādara un ir gatava darīt vairāk. Un mēs neapstāsimies, īstenot visaptverošu Eiropas Savienības migrācijas darba kārtības ieviešanu. Martā mēs nāksim klajā ar paziņojumu par migrācijas plūsmu kontroli, kur pasludināsim par tālākiem konkrētiem pasākumiem. Martā mēs nāksim klajā arī ar grozītu priekšlikumu par viedajām robežām. Tāpat ir arī robežu pārvaldības pakotne, ieskaitot priekšlikumu reformēt Dublinas sistēmu kas attiec uz struktūrālo Eiropas Savienības um, pārvietošanas un izvietošanas schēmu, tāpat kā arī zilās kartas pārskatīšana, tie tikai daži no šīs pakotnes elementiem, kas tiks pārskatīt. Es paļaujos uz Eiropas parlamenta atbalstu, gatavojot šos priekšlikumus. Kā jau teicu iepriekš, mums katram ir jādara savs darbs, sava daļa, un mēs nedrīkstām slēpt galvu smiltīs vai meklēt vienkāršotus risinājumus, kur pēc manām domām vispār nepastāv. Un es strādāšu ar jums kopā pie šiem priekšlikumiem. Mums priekšā ir daudz darba. Strādāsim kopā. Lielas paldies! Efharisto. Paldies komisāru kungam. Un tagad Barts Kenderskungs lūdz padoms vārdā. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungi, Eiropas parlamenta deputāte. Vispirms es augstu vērtēju šajās debatēs izskanējušos komentārus, un es saprotu arī sarūktinājumu, ko pauda daudz deputātu no dažādām politiskajām grupām. Nepārprotami bēgļu plūsmas kontrole ir eh, pārbaudījums visiem mums. Tas ir pārbaudījums arī uh, mūsu sabiedrības uzticībai, savstarpēju uzticībai. Un es domāju, ka šeit nav vietas e, politiskajai retorikai. Tā ir lepnība, greznība, ko mēs nevaram atļauties. Mums ir nepieciešams risinājums ļoti komplicētāji humanitārai problēmai. Eiropas Savienības sadarbība un solidaritāte ir uh, īpaši svarīgi šajā situācijā, bet es piekrītu kolēģiem, kur teica, ka jautājums par to, kā to praksē realizēt. Prezidentūra ļoti aktīvi sadarbojas ar dalību valstīm, īstenojot secinājums, kas pieņemti, sadarbojoties ar Turciju, veicot robežu skrīningu, sadarbojoties ar Libānu, Jordānu un strādājam pie tā, lai um, apkarotu un likvidētu noziedzīgos grupējumus, kas izmanto šo situāciju un um, iegūst līdzekļus, tirgojoties ar cilvēkiem un nelikumīgi mm, vedot viņus pāri robežām. Katrā ziņā mēs nedrīkstam samierināties ar esošo situāciju. Un gribētu pateikt dažus vārdus par vērtībām, par šiem karstajiem punktiem, par jautājumiem, kas izskanēja attiecībā uz Schengens telpas nākotni un jautājumu par Turciju. Vispirms par vērtībām. Man šķiet, ka lielākā daļa deputātu šeit vēlreiz atgādināja to, ka tiek pārbaudītas Eiropas Savienības īstās vērtības. Uh, Un mēs patreiz nevaram būt apmierināti ar to, ko redzam. Padoma zina, cik sarežģīta ir bēgļu situācija uh, un kāda ir viņu situācija reģionos, no kurienes viņi bēg. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu situāciju šajos uh, nemieru pārņemtajos reģionos. Bet jāsaka, ka vērtības nav tik viegli realizēt praksē, jo tas noved arī pie zināmas konfrontācijas sabiedrībā, pie bailēm un reakcijas uz bailēm. Un tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāizsver tas, kas notiek, saglabājot demokrātiskās vērtības. Es domāju, ir svarīgi apzināties, ka mēs kopā cenšamies panākt vienprātību par to. Esmu dzirdējis ļoti daudz uh, um, pretējus viedokļus, bet es domāju, tā ir kopīga problēma, mums ir jāatrod kopīgs risinājums mūsu sabiedrībās, lai šo situāciju atrisinātu. Runājot par ārējo politiku, es jau pieminēju par atbalstu, ko Eiropas Savienība sniedz uh, ANO um, um, bēgļu programmai, sniedzot atbalstu Irākā, Jordānā, Turcijā. Uh, un arī citvieta. Es tikai vakar atgriezos no Adisabebas, kur bija sarunas ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem, un tik runāts par to, kā mēs varētu praktiski sniegt atbalstu un praktiski realizēt valetā panākto vienošanos. Tāpat arī ir svarīgi atbalstīt partnerus, kas darbojas bēgļu izcelsmes valstīs un tranzītu valstīs. Eiropas Savienība strādā arī pie tā, lai izveidotu atbilstošos uzņemšanas punktus nemirskartajos reģionos un lai paredzētu adekvātas procedūras bēgļiem un viņu ģimenēm, kamēr ir iespējama viņa atgriešanās atpakaļ izcelsmes valstīs. Ja ir nepieciešams, mēs eventuāli pieņemsim arī pasākums, kas vērts uz viņu situācijas uzlabošanu. Par to varētu teikt un runāt vēl daudz, bet Es domāju, tas varētu būt temats arī citām debatēm. Tad, kad runāsim, piemēram, par situāciju Sīrijā. Tālāk par šiem hotspots. Jā, varbūt process ir eh, pārāk lēns, un šādu punktu izveidošana Grieķijā ir viens no stūrakmeņiem, lai atvieglotu šo spiedienu un lai identificētu šo trešo valstu pilsoņus, kuriem ir tiesības saņemt starptautisko aizsardzību labi funkcionējošie bēgļu um, reģistrēšanas punkti ir svarīgi, lai nodrošinātu drošību teritorijā. Komisija strādā pie tā, lai izvērtētu progresu un tiks aktualizēta informācija, kas iepriekš tika apkopot 15. gada septembrī. Arī padoms sako situācijai uz vietām, izmantojot IPCR ziņojums, un patreiz mēs darbojamies ļoti aktīvi, un tas man šķiet ir galvenais izaicinājums. Ja jūs vēlties uh, īstenot deklarācijas konkrētos pasākumos, ir ir ļoti izlēmīgi jārīkojas. Eiropas Savienībā mēs esam pieraduši mm, strādāt ar ilgtermiņa risinājumiem, programmām, bet šī situācija ir pavisam savādāk, tādēļ arī ir jāmaina arhitektūra. Ņemot vērā uh, to, kas notiek, mēs, protams, esam gatavi uzklausīt leģitīmu pamatot kritiku pār pārāk lēniem tempiem, bet kopš decembra ir panākt zināms progress, un domāju, tas ir jāatzīst. Itālijā ir izveidoti divi jauni izvietošanas centri, pa Zālo, Sicīlijā un Trapānijā, un Grieķijā arī tiek um, strādāts pie tā, lai atvērtu jaunus uzņemšanas centrus. Līdz ar to uzņemšanas kapacitāte Itālijā un Grieķijā ir palielinājusies pateicoties dalībvalstu atbalstām un īpašo Eiropas, es atvainojos, ANO aģentūru darbam. Protams, mērķis vēl nav sasniegts, uh, bet uh, mēs uh, noteikti vērsīsimies pie visām iesaistītajām pusēm, aicinot nodrošināt uh, um, ātrāk šo procesu. Tālāk par pirkstu nospiedumu noņemšanu. Itālija ir ziņojusi par to, ka ir panākts liels progress šajā ziņā. Un vajadzētu uzsvērt to, ka tas tiek darīts uh, šajos uh, migrantu uh, pirmajās uzņemšanas punktos un uh, Bēgļi eh, var pamest eh, šos centrus tikai tad, kad viņi uzrāda atbilstošos dokumentus, kas apliecina to, ka viņi ir reģistrēti un arī viņu pirkstu nospiedumi ir paņemti. Un Grieķija saņems arī Eirodāk atbilstošo aprīkojumu. Tālāk par Schengen zonu. Jā, tas ir viens no Eiropas sadarbības panākums stāstiem. Tā Nepārtrauktā bēgļu plūsma pēdējos mēnešos ir novedusi pie tā, ka vairākas valstis ir um, atjaunojušas pagaidu režīmā robežu kontroli Vācija, Zviedrija, Dānija, un šī pagaidu robežu kontrolas izveidošana atbilst Schengenas akī, ņemot vērā apdraudējumu sabiedriskai drošībai. Uh, un jā, es domāju, ka tas ir pamatoti, bet vienīgais uh, veids, kā pagarināt uh, šo um, iespēju ieviest ārkārtas robežu kontrols, pieņemt īpašu padomas lēmumu, kas ir pamatots ar Schengenas novērtēšanas mehānismu rezultātiem. Bet tādējādi mēs varētu pasargāt Schengenas sistēmas um, darbību, kas ir viens no lielākiem Eiropas Savienības sasniegumiem, kā jau es to teicu. Uh, Eiropas Savienības iekšlietu ministri neformāli tikās Amsterdamā 25. un 26. janvārī un tika pausts plašs atbalsts tam, lai komisija sagatavot rekomendācijas 26. pānta e, iedarbināšanai no Šeņģens kodeksa. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai sadarbojoties ar komisiju, e, Eiropas parlamentu un dalībvalstīm atrast risinājumu esošajām problēmām. Tālāk atgriežoties e, pie principa no Fulmont, tas ir viens no galvenajiem principiem mūsu politikai. Un es domāju, tas ir saistīts ar to trešo valstu e, pilsoņu identificēšanu, kuriem nav tiesības saņemt starptautisko aizsardzību un kuri jāatgriež atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Un tas ir saistīts ar šiem atpakaļ um, neizraidīšanas uh, mehānismiem. Un, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs neizraidītu tos cilvēkus, kuriem šī starptautiskā aizsardzība pienākas. Tālāk Daudzi šajā pēcpusdienā pieminēja arī situāciju ar tā saucamo drošo valstu sārakstu. Galīgais lēmums ir jāpanāk padomē eh, veicot ļoti konkrētu novērtējumu. Tālāk par Eiropas Savienības un Turcijas kopīgās rīcības plānu, kas tika apstiprināts oktobrī. Kā jūs zinat, tā ir daļa no visaptverošas sadarbības darba kārtības, kas balstās uz savstarpēju uzticību, atbildību un atbalstu. Un Tas nebūtu nenozīmē, ka automātiski nauda tiek nosūtīta Turcijas valdībai, kā uz to norādīja Ferhofstadt kungs. Protams, tas tā nav. Mēs vispirms pārliecinamies par to, ka uh, tiek ir izpildīti visi atbilstošie priekšnosacījumi, ka ir izveidots atbilstošās programmas, kas ļautu atvieglot bēgļu stāvokli Turcijā. Ob Prāts kundze šķiet arī pieminēja daudzgadu finanšu ietvaru. Pagājušajā nedēļā Amsterdamā bija konference, kurā daudz runātāji apgalvoja, ka bēgļu krīze apliecina to, ka ir nepieciešama lielāka elastība Eiropas Savienības budžetā, kas ļautu mums asignēt atbilstošos līdzekļus, lai risinātu ārkārtas un neparedzētas situācijas. Un, protams, uh, Mēs skatīsim šo jautājumu mūsu prezidentūras ietvaros, lai raudzītos, cik lielā mērā mēs varētu uh, paredzēt lielāku elastību mūsu budžetos, kas noteikti ir nepieciešama šajā krīzes situācijā. Lielas paldies! Paldies ministru kungām par uzstāšanos. Debates slēdzam. Nākamais.